Priekšsādātāji. Good evening, colleague. Labu vakar, godātie kolēģi, gribētu lūgt visus ieņemt vietas. Un tāpat arī gribētu lūgt jūs atvainot mani par to, ka nedaudz aizkavējamies ar šīs plenārsēdes sākšanu. Daudz, tāpat kā daudz citi kolēģi, priekšādātājs Sasoli arī ir aizkavējies ceļā. Es domāju, ka daudziem bija problēmas ar lidmašīniem. Arī mans reiz centās pa diviem lāgiem piezemēties Bāzelē, un tas neizdevās, bet pēc tam izdevās lidmašīnai piezemēties Strasburā, tāpēc man paveicās un es esmu šeit. Uh, Bet es, protams, zinu, ka ir kolēģi, kam bija grūtības šeit nokļūt un kam joprojām ir grūtības nokļūt. Es tikko nu patikai esmu saņēmis dokumentus, tāpēc varbūt esiet pacietīgi, nebūšu tik tekoši savā prilasījumā. Pastāstu, ka atsākam plenāru sēdi, gribu naklēt ar paziņojumu, ņemot vērā piemiņas dienu, kas um, tiek atzīmēta šodien, gribam pieminēt itāļu upurus un visus upurus, kas kļuva par uh, Eh, un iztrākļu par upuriem eh, slaktiņa laikā, otrā pasaules karā laikā un otrā pasaules kara laikā un pēc tam. Mēs ikdienas esam gatavi iestāties par demokrātijas vērtībām, un tieši tā mēs vislabāk varam šo traģēdiju upurus pieminēt šādā veidā mierīgi pār, pārējot, eh, no, ļaujot nodot varu, mēs glabājam šīs vērtības, un tieši tā mēs nodrošinām respektu pret visiem pilsoņiem. Un, godātie kolēģi, pieminot eh, šos upurus, piecelsimies kājās uz minūti klusuma. Thank you. Paldies. Gribu nākt klajā vispirms ar priekšādātājas paziņotājumiem, pēc tam došu jums kolēģi vārdu atsauktoties uz reglamentu punktu. Tātad protokols un dokumenti, kas tika pieņemti 29. janvārī un tāpat arī 30. janvārī, ir jums pieejami arī kādi komentāri. Ja ne, tad šos dokumentus un protokolu uzskatīsim par apstiprinātu. Tālāk pāriem pie tālākiem paziņojumiem. Pirmkārt, parlamenta sastāvs, ņemot vērā, ka Lielbritānija izstājusies no Eiropas Savienības saskaņā ar līgumu par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības eh, mandāti, kas bija Lielbritānijas deputātiem, beidz darbu dar spēku janvāra beigās. Šo deputātu saraksts eh, iekļauts šīs dienas protokolā. Saskaņā ar 18. gada 28. jūnija vēl lēmumu pēc Lielbritānijas izstāšanās 31. janvārī atbilstīgās varas iestādes no 13 dalību iestādēm ir nākošas klajā ar informāciju par to, ka Eiropas parlamentā ir ievēlēti 28 deputāti un viņu dar mandāta darbības laiks sākas ar 1. februāru. Šo deputātu skaits ar, vārdi arī tiks uzskatīts šodien šīs dienas protokolā. Parlaments ņem vērā šo kolēģu ievēlēšanu, apsveicam šos jaunos kolēģus. Viņi parlamentā parlamentā sāks darbu tūlīt pat ar visām no šī amata izrietošajām tiesībām saskaņā ar reglamentu. Nākamais paziņojums. Ņemot vērā, ka parlamentam ir jauns sastāvs un mainījusies arī. Mm, tas, mainījies skaits struktūrās, saņēma no politiskajām grupām un grupām nepievienotiem deputātiem eh, dep to deputātu sarakstu, kas iecelta darbā komitejās attie atbilstīgi attiecīgiem reglamenta pantam. Šo deputātu sarakstu, kas tagad darbosies komitejā, tiks publicēti parlamenta mājaslapā un tiks pievienoti šīs dienas sanāksmes protokolam. Tālāk pārējiem pie tiem, tiem kas vēlas izteikties par kādu darba kārtības punktu. Obrēkundze. Paldies, priekšsētājs kundz, godētie kolēģi. Es vēlos atsaukties uz uh, reglamentu 125. pāntu 7. pielikumu. Kopš 1. janvāra Eiropas komisijas uh, locekļi atrodas uh, nelegālā situācijā, nevien tas nepārsteidz. Uh, Uh, komisijas kodeks uh, katru 1. janvāri liek komisāriem publicēt savas uh, deklarācijas, bet neviens komisārs to vēl nav darījis. Un tas nav nejauši vairākus mēnešus atpakaļ. Parlaments pieprasīja, lai komis, daži komisāri atkāptos no uzņēmumu valdēm un pārdotu savas um, arī um, pārdot arī savas daļas, nu, piemēram, um, komisārs, kurš ir atbildīgs priekšējo tirgu, joprojām ir akciju turētājs Amazon uzņēmumā. Tas ir nepieņemami. Eiropas komisija tādēļ nav neatkarīga. Es arī lūdzu jums priekšsatājs kundze pieprasīt to, lai Eiropas komisija respektētu savu pienākumu publicēt finanšu interešu deklarācijas un lai vienreiz par visām reizēm uh, tad uh, ētika būtu svarīgāka par skanošo. Paldies! Paldies par šo informāciju, Reikundze. Mēs šo informāciju nodosim priekšādātājiem un lūksim viņu to likt uh, aizaus. Vai vēl kāds vēlas atsaukties uz reglamenta punktu? Ferēras kundze, lūdzu. Obrigada, senhora Presidente. Invoco o artigo 196 e e do regimento. Jā, paldies. Priekšsēdētāji gribēja pievērst jūsu uzmanību tam, ka Salvadorā pašlaik notiek oficiāla vizīte. Tur ir Eiropas parlamenta delegācija. Tiek pārkāpta konstitūcija un tiek izvērsta arī šantāža pret parlamentāriešiem. Mums ir uh, jābūt solidāriem ar Salvadoras demokrātiskajiem spēkiem, kas nosoda šo situāciju. Un Eiropas parlamentam nevajadzētu atbalstīt autoritāro Salvadoras režīmu. Any... Lielas paldies! Vai ir vēl kādi, kas vēlas, deputāti, kas vēlas runāt par kādu reglamentu punktu? Ja ne, tad pārējiem pie prasījumiem par izmaiņām darba kārtībām. Tādus esam saņēmuši vairākus, tāpēc lūkšu pacietību, detalizēti tajos ieskatīsimies. Darba kārtības projektu saņēmāt, tā tika apstiprināta 6. februārī priekšādātāja konferencē un ir jums izplacīta. Nonākam pie otrdienas. ID grupa ir lūgus noturēt debates par padomus un komisijas paziņojumu runas brīvību, ņemot vērā reliģiskā fundamentālismu vērtību apmeklēšanos plašumā. Viņi vēlas, lai šis jautājums tiktu pievienots kā piektais otrdien pēc debatēm par eh, apjom, par visaptvarošu ES Āfrikas stratēģiju. Šī prasījuma aizstāvēšanai došu vārdu Mišelē Revjē, lai viņš šo ideju prasību attiecīgi pamato. Lūdzu. Don't. Nu. Jā, priekšsēdētāji, mūsu lūgumu pamato uh, Mila lieta, kas ir slavena Francijā, viņa kritizēja islamu un tagad viņai tiek uh, draudēts pat ar uh, nāvi, izvarošanu tam līdzīgi par to, ka viņa ir Instagramā postējusi savus šos, uh, savu šo viedokli. Nu, Mēs uzskatām, ka runa ir par vārda brīvību, par brīvību kritizēt reliģiju nekādā gadījumā. Uh, šā, šādos gadījumos nevar cilvēkam draudēt ar nāvi, un daudzi nav kritizējuši to Francijā. Daži te runā par uh, zaimošanu, bet mēs vēlreiz redzām, kāda ir intelektuālā nesaskanība par to, ka mūsu elites ir tik ļēvas. Mēs negribam pakļauties islāmismu un kreisajiem intelektuāļiem. Mēs redzam, ka politiķi vairs nevēlas Francijas dzīves veidu, tar, kas veido mūsu identitāti, kas ir mūsu vēsture. Radikālā islama vārdā tiek nogalināti cilvēki, Šarlija Hebdo atentāti, pavisam nesen mums to arī ir atgādinājuši. Vai ir kāds, kas vēlētos izteikties pret šo priekšlikumu? Lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, protams, ka mums ir jāizstāv vārda brīvība. Tas, kas notiek Francijā pašlaik, ir ļoti liels simbols. Mēs neesam pret debatēm. Mēs gribam pateikt, ka mums šīs debates ir jāiekļau plašākā kontekstā. Trešdien būs debates par cīņu pret rasismu, antisemītismu un naidu Eiropā. Mūsu grupa grib piedāvāt, lai arī. Uh, vārda brīvības aizstāvību, kas mums ir jāgarantē kolektīvi, lai arī tas tiktu iekļauts šajā vispārīgajā debatē par uh, debatēm pret naidu. Paldies! So will... Un tātad šo prasību ar attiecīgiem grozījumiem darba kārtībā balsosim ar personālu balsojumu. Tātad elektroniski lūdzu, kolēģi, sakam balsot. ID. Tātad balsojam par ID grupas priekšlikumu Lai būtu viss pilnīgi skaidrs, lai zinat, par ko jūs pats esat. Šis ir ID grupas kolēģi priekšlikums mainīt darba kārtību otrdien un iekļaut padomas un komisijas paziņojumu par runas brīvību, ņemot vērā reliģiskā fundamentālisma um, vēršanos plašumā. Gribētu apturēt nedaudz balsējumu. Atvainojos, šķiet, ir neliels sajukums, pārpratums. ID grupa ierosinājusi grozīt otrdienas darba kārtību. Mišels Belamī savukārt jūs vēlējāties, lai šis jautājums tiktu iekļauts jau dar tajā darba kārtības punktā, ko jau skatām šobrīd. Lūdzu, precizējiet, jo šeit radies neliels pārpratums. Tātad, ja kolēģi piekrīt, tad balsosim par šo priekšlikumu, bet iekļausim šo vārda brīvības jautājumu debatēs, kas notiks trešdien. So our... Labi, Vai jūs piekrītat šādam priekšlikumam, gru, ID grupas kolēģi? Tātad, ja šajo, šonadēļ mēs runāsim par vārda brīvību pret reliģijas fundamentālismu, tādā gadījumā to akceptējam. So Jā, tātad uzskatīsim, ka šis priekšlikums otrdien tas darba kārtību tika atsaukts par labu Mišela Belamī priekšlikumu. Vai mums ir jābalso par Mišela Belamī priekšlikumu? Ja? Jūs vēlaties personālu balsojumu? Jeb vienkārši pats ļoti rokas. Kas atbalsta Mišela Belamī priekšlikumu? Jā, mēs varam balsot arī ar personālu balsojumu, ja vēlaties. Kas pret? Labi, pārbaudīsim, ja kurā gadījumā tātad sāksim balsot elektroniski. Can... Sākam balsot, tagad varam balsojumu noslēgt. Mišela Belamē priekšlikums ir noraidīts. So nu tad tādā gadījumā ir jāprecizē ar Mišelu Rivjē Vai jūs tādā gadījumā uzstājat uz savu priekšlikumu, ja uzskatāt arī savu priekšlikumu par noraidītu? Man jābūt skaidrībai. Ja Belemī priekšlikums ir akceptēts, tad mēs atsaucam savu lūgumu. Bet, ja tiek noraidīts Belēmī priekšlikums, tad mēs gribam, lai tiktu balsots par mūsu priekšlikumu. Nav. Labi, tad tagad balsosim par ID grupas priekšlikumu, grozīt otrdienas darba kārtību. Darīsim to ar personālu balsojumu, lūdzu. Tātad šis ir sākotnējais ID grupas priekšlikums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad nebūs šajā ziņā nekādu grozījumu darba kārtībā, bet saņemts vēl viens piepras, pieprasījums attiecībā uz otrdienas darb, darba kārtību. Riņo grupa ir lūgusi debates par padomus un komisijas paziņojumiem par padomus lēmumu pārkāpumu. E, šis lēmums no 2017.4.2074 attiecībā uz ierobežiem pasākumiem, ņemot vērā Venecuēlas situāciju, respektīvi, ka es dalībvalsts teritorijā nelegāli ir uzņemta persona e, pēc tam, kad ir šī persona iekļauta sankciju funkciju sarakstā. Un tātad tas varētu nākt kā jautājums pēc Mavridas ziņojuma apskati, apskata. Un došu vārdu Jordī Kānesam, lai viņš aizstāv šo reņu grupas priekšlikumu. Jāpaldies priekšsēdētāji. Šī lūguma mērķis ir saistīts ar pārkāpumu, ko ir īstenojusi Spānijas valdība atbilstīgi padomas lēmumam 2017-2074 par sankciju uh, um, mehānismu piemērošana Venecuēlas prezidentam Madīro. Josī Rodrīgēs 14 stundas nelegāli uzturējās Spānijas teritorijā, pārkāpjot sankcijas režīmu, ko ir apstiprinājis gan padome, gan parlaments. Spānijas valdība noraidīja visus šos faktus un tad nāca klēt dažādām versijām un atzina arī, ka viens no ministriem pusstundu tikās ar šo Maduro sūtni. Nu, lūk, tas notiek pēc tam, kad Eiropas parlaments atzina, ka Guaido ir jaunais Venecijas prezidents un noteica arī sankciju režīmu pret Maduro. Mēs gribam, lai parlaments debatētu par šo situāciju, lai padomu komisija arī mūs informētu par Spānijas valdības sniegto paskaidrojumu, un tad arī, lai informē, vai ir pietiekami šie paskaidrojumi vai nē tad eh, nu, šīs sankcijas ir apstiprinātas, bet ja mēs nepiemērosim tās, tas būs vienkārši tukšs papīrs un nebūs efektīvs. Tad, lai šīs sank šīm sankcijām ir jābūt iedarbīgām, bet eh, ja valdības ar to neievēro, tad eh, tiek pārtraukts runātājs. Priekš ir pagājuši jau noteikties laiks. Tālāk gribētu lūgt, vai ir kāds, kas vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Morenkungs. <clears throat> Jā, paldies priekšsēdētāji. Dāmas, kungi, kol, deputāti, mēs izmantojam Eiropas parlamentu, lai bez pamata uzbruktu Spānijas valdībai. Kaņas kunga lūgums, tas atbilst tikai un vienīgi uz jūsu partijas interesēm. Un uh, par to varbūt jārunā Spānijas parlamentā un nevis Eiropas parlamentā. Tāpat laikā Spānijas valdība jau no paša sākuma norādījusi, ka tā attiecībā uz Venecuēlu pilnībā piekrīt Eiropas Sanības nostājai, lai mums būtu uh, um, šīs attiecības, lai būtu brīvs uh, vēlēšanas Venecuēlā, un komisija arī vairāk kārt ir norādījusi uz to, ka sankcijas, par kurām ir panākt vienošanās padomē, ka tas piemērot mm, dalību valstis. Uh, Es nezinu, kāda jēga tagad runāt šeit par to Eiropas parlamentā. Eiropas parlaments te neko nevar darīt. Eh, esam pret jūsu partijas intereses eh, priekšlikumu. Paldies. Uz šo priekšlikumu nododam balsošanai. Kas atbalsta priekšlikumu manī darba kārtību? Lūdzu, pats liet rokas. Kas ir pret? Pārbaudīsim elektroniski. And... Sākam balsot. Beidzam balsot. Priekšlikums ir pieņemts. Un tā tad darba kārtība tiks mainīta un notiks debatas par padomus un komisijas paziņojumu par šī padomus lēmumu pārkāpumu. Šis jautājums tiks iekļauts darba kārtībā kā otrais trešdienas pēcpusdienā. Līdz ar to attiecībā uz otrdien, otrdienas darbu kārtību šīs um, procesa noslēdzies tagad trešdiena. Divi grupu priekšlikumu attiecībā uz debatēm par Vietnamu. Um, Goja grupa ir lūgusi lēmumu par investīciju aizsardzību nolīguma un tirniecības nolīguma apstiprinājumu pārlikt uz īso plenāru sesiju. Uh, Un tāpat arī zaļo grupa vēlas pārlikt šo pašu jautājumu, noņemot pirmām kārtām došu vārdu Morēla kungam, lai viņš aizstāv šo priekšlikumu GONGL grupas vārdā. Lūdzu. Merci, euh, madame. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, mēs lūdzām pārcelt balsojumu. Uh, jo teksts gan par brīvās tirzniecības nolīgumu, gan arī par investīciju aizsardzību. Eh, tas ir eh, pilnīgi skaidrs pret to, par ko balsojam dažas nedēļas atpakaļ, gan runājot par klīmata ārkārtas stāvokli, gan arī par jauno zaļo kursu. Uh, Tie ir nolīgumi, kura ilgspējīgās attīstības sadaļa nav saistoši īstenojama, līdz ar to Eiropas Savienība šeit ir divkosīga, tas rada problēmas. Es aicinu visus kolēģis neatkarīgi no politiskās pārliecības arī dzird, sadzirdēt, ko saka eh, NVO, gan arī simts eh, Eiropas nevalstiskās organizācijas mūs brīdina par um, arotbiedrību brīvību, cilvēku brīv, cilvēktiesību brīvību, strādājušo brīvību un visām šīm problēmām Vietnamā. Mēs nevaram apmierināties ar neskaidriem Vietnamas valdības solījumiem. Mums ir nepieciešams garantijas, pierādījumi. Mums tā visa nav, tāpēc prasam pārcelt balsojumu. Paldies! Paldies, tālāk došu vārdu Lambert kungam. Nē, Skā Kellerei došu vārdu. Es atvainojos.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 šeit savā zaļa kursa rezolūcijā pavisam nesen aicināja ievērot saistošas un spēcīgas ilgspējīgas attīstības sadaļas nolīgumos. Komisija turklāt pavisam nesen, nu, šai jaunievēlētajā sastāvā arī zina apgalvojas, ka ilgspējīgas attīstības smērķi tiks iekļautis viņu darba kārtībā. Šis ir pirmais brīvās tirnitības nolīgums, kas tiks slēgts šīs komisijas mandāta ietvaros, bet brīvās tirnitības nolīgums sarunas tika īstenotas bez šādām saistībām. Eh, un pirms parlaments to pieprasīja. Turklāt janvārī parlaments nobalsoja par ziņojumu, kur aicinājām sistemizēt eh, eh, šāda veida tiesības visās politikās, bet jāsaka, tas tā šobrīd nenotiek. Ne, šīs vides saistības netiek iekļautas privās irniecības nolīgumos, tāpat arī cilvēktiesību pārkāpumi joprojām pastāv šajā valstī. Janvārī vien dzirdējām, ka bijuši protesti. Uh, kas tika apspiesti, un tāpēc mēs vēlamies, lai šeit tiktu iekļautas saistības, kuru pārkāpšanas gadījumā Vietnamai tiktu piemērotas sankcijas, eh, un kas uzliktu par pienākumu Vietnamai cilvēktiesību situāciju uzlabot. Šāda veida rīcību nesam attiecīgi identificējuši, līdz ar to domājam, ka šī no, balsojums par šo nolīgumu ir jāpātrauc līdz brīdim, kamēr tas tā būs noticis. Paldies! Paldies! Došu vārdu referentam Bužvākungam. Micro. With micro it will go better, but I nearly lost my voice, so it, voice I tried to... Ar mikrofonu droši vien būs mazliet labāk, bet esmu gandrīz zaudējis balsi. Godātie kolēģi, es tomēr gribētu jūs lūgt nepārlikt šo balsojumu uz vēlāku laiku, ne debatas, ne arī balsojumu, jo komitejā šāds priekšlikums jau tika izteikts un tika ar lielu vairākumu noraidīts. Komiteja izvēlējās e, kompromisu, respektīvi pirmām kārtām cieši raudzīties līdzi šī nolīguma, abu nolīgumu darbības izpildēji un tāpat arī raudzīties uz starptautiskās darga organizācijas saistību izpildu un pieprasīt vairāk saistību apliecinājumu no Vietnams varas iestādēm. Šis varas iestādes attiecīgi arī rīkojās, tās tiešām eh, ratificējas starptautiskā darba organizācijas konvencijas, tā kā tas tika prasīts, un eh, tas bija rezultāts darbam, ko īstenojām kopējā komitejā, un tātad turpināsies arī šī diva nolīguma darbības eh, izpildes normu piemērošanas kontroli. Tāpēc ar kā ārkārtīgi svarīgi, lai mēs kā parlaments patiešām turpinātu šo cilvēktiesības dialogu ar Vietnamu. Un tas visbeidzot priekšādātāji. Vietnama turklāt ir nodrošinājusi arī to organizāciju neatkarību, kas piedalās šajās eh, iekšzemes konsultatīvajās grupās. Domāju, ka tas ir tāds ticamības jautājums šajā gadījumā, ņemot vērā, ka dažādi pretim nākoši soļi ir spērti arī no otras puses. Paldies, kolēģi! Vispirms balsosim par goja grupas priekšlikumu, respektīvi, kur tiek runāts eh, par to, ka viss pārcelt uz vēlāk laiku. Visi četri balsojumi sākam balsot ar pārsnāvu balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk pārējam pie zaļo grupas priekšlikumu, ko izklāstīja Kēlers kundze, pārcelt uz vēlāku laiku divus ziņojumus. Arī ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Arī šis priekšlikums ir noraidīts. Tā tad nekādas grozījuma darba kārtībā šai ziņā nebūs. Nākamais jautājums trešdienai. Tautas partija ir lūgusi mm, noturēt debates par mutisko jautājumu komisijai par labāku internetu bērniem. Pēcpusdienā došu vārdu Janam Olbrihtam, lai viņš pamato šo tautas partijas prasību. Uh, uh, Priekšsādātāji, tautas partijas vārdā gribētu darba kārtībai pievienot šo debašu punktu mutisku jautājumu komisijai par labāku internetu bērniem. Ir ārkārtīgi svarīgi to atcerēties. Atcerēsimies, ka 11. februārī ir drošāka interneta diena, ko komisija iedibināja jau 2004. gadā. Mums patiešām ir vajadzīgs rīkoties, veicinot drošu piekļuvi internetam eh, bērniem. Un tāpēc es domāju, kolēģi, jūs man piekritīsiet, ka šāda de veida debats ir vajadzīgs ne tikai mūsu politiķu vidū vien, bet svarīgi, piemēram, šīs debats organizēt arī iz, nu, izglītības iestādēs starp skolotājiem un tā tālāk, tā lai Eiropas komisija varētu izmantot šo dienu kā iespēju debatas virzīt uz priekšu. Paldies! Vai kāds vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Nē, šķiet, ka neviena nav. Vai mums nepieciešams balsot par šo priekšlikumu? Nu, nobalsosim. Nobalsosim tā, tas paredzēts. Tas paredzēts uh, personāla balsojumā. Tā kā lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu pieņemts. Šis jautājums attiecīgi tiks pie, pie, pievienots kā pēdējais trešdienas vakara darba kārtības jautājums. Tātad mutiskais jautājums komisijai - labāks internets bērniem. Nākamais jautājums - zaļo EFA grupas lūgums. Pēc komisijas pa, m, paziņojuma par četru dalību valstu intervenci pievienot e, debates par, m, par šo jautājumu. Došu vārdu Lambertkungam, lai viņš pamato šo lūgumu. Lūdzu, paldies! Paldies, jā, kolēģi! četras dalība valstis - Francija, Vācija, Itālija, Polija - rakstīja atvērtu vēstuli komisijai, kur šīs eh, valstis ļoti enerģetiskā veidā aicina komisāru Vestageru padziļināti pārskatīt konkurences politiku, atgādīja no Eiropas tiesībās. Šī politika ir ekskluzīva Eiropas komisijas kompetence, tur gandrīz viņiem ir absolūta piekritība. Uh, Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi Eiropas parlamentam izteikties par šo atvērto vēstuli. Protams, um, politiķi var vienmēr atbildēt uz visiem viedokļiem, sabiedrības viedokli, ko vēlas, bet jāteic, ka šīs vēstules tonis tomēr pamato debašu uh, liederību Eiropas parlamentā kopā ar komisiju piedāvāja to darīt trešdien. Paldies, vai ir kāds, kas vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Jūs vēlaties izteikties pret? Lūdzu, jums vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāja Lambert kungam ir taisnība. Eiropas parlamentam ir jāizsakās pār konkrētu konkurētspējas politiku, par šo vēstuli arī, arī par citām debatēm, kur ir runa par valsts atbalsta noteikumu pārskatīšanu. Tas ir jādara ar oficiāliem kanāliem un tieši nākamnedēļ. Ekonomikas monetāro lietu komiteja formāli arī balsos par šiem jautājumiem, un tad pēc dažām dienām sāksies arī sārunas par ziņojumu, par ko balsosim martā. Uh, Tāpēc es neredzu, kādēļ tā, šonedēļ tagad par to debatēt, kamēr ekonkomitejas komanda strādā, lai jau nākamajā nedēļā, kā jau teicu, par šo ziņojumu varētu balsot komitejā. Jā, paldies, balsosim par šo pieprasījumu. Kas ir par šāda veida darba kārtības grozījumu? Kas ir pret? Atturas? Šeit šis priekšlikums ir noraidīts. Līdz ar to darba kārtība paliek nemainīta šai ziņā. Un visbeidzot, ceturtdienas darba kārtība. GNGL grupa ir lūgusi pievienot darba kārtībai komisijas paziņojumu par ES un ASV tirniecības attiecībām. Tas būtu pirmais punkts ceturtdienas rītā, un līdz ar to sanāksmi sāktu pulkstens deviņos, nevis desmitos kā šobrīd. Došu vārdu Hazenkams kundzei iespēju, mm, lai viņa aizstāvētu šo priekšlikumu. Pēc pāris nedēļām ES komisija vēlas noslēgt brīvās tirniecības nolīgumu ar Trumpa administrāciju. Tiek runāts par Monsanto produktiem, uh, un dažāda veida ģēmo palīdzību audzētu lielopu gaļu un tā tālāk. Nu, tas katrā ziņā nāks par skādi mūsu vides aizsardzībai, labklājībai. Tas turklāt apdraud arī lauksemniekus Eiropā. Un komisija sarunas šobrīd vēd bez dalību valstu atbalsta. Padome nav piešķīrusi mandātu šādām sarunām attiecībā uz lauksaimniecības precēm. Un padome ir teikusi, ka šāda veida mm, ka nolīgums var būt iespējams tikai tad, ja lauksaimniecība tur tiek iekļauta. Tāpēc es gribētu lūgt jūsu atbalstu, godātie kolēģi, steidzamai debašu noturēšanai par ES un ASV tirniecības attiecībām. Vai ir kāds, kas vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Lūdzu. Yes, thank you, Madam Chair. Jā, paldies priekšādātāji. Protams, ka visi esam nobažījušies par to, kādas būs attiecības ar ASV turpmāk Mums ļoti uzmanīgi jāsako viņu rīcībai, bet tas jādara atbilstīgi, un tāpēc esam uzaicinājuši komisāru Filipu Hoganu nākamnedēļ Zinta komiteju, tur ar viņu runāsim, jo pirmkārtām šis darbs būtu jābeidz komitejās, un pēc tam jārisina debatas plenārsēdē. Vispirms ļausim komitejai paveikt savu darbu, un pēc tam nonāksim pie debatēm plenārsēdē. Paldies, Hansena kungs! Tagad balsosim ar personālu balsojumu par šo priekšlikumu. Sākam balsot! We... Beidzam balsot! un priekšlikums ir noraidīts. Līdz ar to darba kārtība paliek nemainīta šai ziņā. Tautas partija nāk uz klajā ar lūgumu noturēt debats par mutisko jautājumu, respektīvi eh, uzdot mutisku jautājumu komisijai par eh, stratēģiju no lauka līdz galdam, runājot par lauksaimnieku lomu un lauku teritorijām, kas tiktu pievienots 9 no rīta ceturtdienas darba kārtībai. Un došu vārdu Norbertam Linsam, lai viņš šo tautas partijas prasību pamato. Lūdzu. Godātā priekšādātājs kundze, godātie kolēģi, šī stratēģija e, tika izstrādāta komisijā, un tā to mums arī liks pavisam drīz priekšā. E, šī stratēģija mm. saistīta ar lauksaimniecību, ar lauksaimniecības ietvaros apstrādāt kultivējumām e, teritorijām, un līdz ar to jāpārliecinās, ka lauksaimniecības centrālā loma šeit tiek, at, tiek atbalstīta un tiek uz, arī par to plaši diskutēts. Piemēram, arī parlamentā vajadzētu runāt par to, kā risināt finansējumu jautājumus, kas skatām kopā ar kā, eh, kopējo lauksaimniecības politiku. Šiem iemeslu pēc mēs, kā tautas partija, vēlamies main, grozīt darba kārtību saskaņā ar 58. pantu un uzdot mutisku jautājumu komisijai par šo uh, stratēģiju no lauka līdz galdam. Paldies, vai ir kāds, kas vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Šķiet, ka nē. Nu tad balsosim. Kas par? Kas ir pret? Atturs. Priekšlikums ir pieņemts. Līdz ar to, kā jau teicu, sanāksme ceturtdien sāksies pulkstens deviņos, un tad runāsim lūk par stratēģiju no lauka līdz galdam. Pēdējais priekšlikums grozījuma darbu kārtībā ceturtdien nāk no Reņū grupas. Viņi vēlas noturēt debates par eh, koronavīrus cilvēktiesību dimensiju, jeb aspektu, un došu vārdu Hautamā kungam, lai viņš šo pieprasījumu pamato. Lūdzu. Jā, paldies priekšādātāji! Jā, nu dien šis koronavīrus eh, uzliesmojums ir ļoti nopietnas jautājums, bet Riņo grupa uzskata, ka tas nav labākais jautājums, ko skatīt steidzamības jautājumu ietvaros, jo tu, steidzamības jautājumos parasti mēs runājam par to, eh, par, par cilvēktiesību pārkāpumiem eh, valstī. Šajā gadījumā situācija vēl tikai attīstās, ļoti strauji attīstās, un tāpēc ārkārtīgi grūti nāk klē ar kaut kādiem konkrētiem secinājumiem. Uh, Attiecīgi, ja mēs e, nerīkosimies, tad nāksim klajā ar tādu ļoti patronizējošu attieksmi. Mm, un nepalīdzēsim valstīm vērsties pret šī vīrusa izplatības. Gribētu, gribētu šo jautājumu izņemt no steidzamības jautājumiem. Paldies, vai ir kāds, kas vēlas uh, izteikties pret šo priekšlikumu? Jā, atsaukšos uz Hotamā kunga pēdējiem vārdiem, respektīvi, ja pastāv taču bažas, un šādas bažas pastāv, tad ņemot vērā šo straujo notikumu attīstību un faktu, ka cilvē, pilsoņi tiek skati, mums vajadzētu varbūt pat plašākas debes par šo jautājumu, nevis izņemt to no darba kārtības steidzamības jautājumos. Ņemot vērā, tāpēc mums priekšlikums ir šāds. Ņemot vērā pašreiz situāciju, ņemot vērā, ka pilsoņi ir par to arī par to visu nobežījušies, mēs ierosinām īstenot pilntiesīgas, pilnvērtīgas debates par šo rezultātu revolūcija, koronavīrus un tādējādi parādīt, ka mums Eiropas Savienībā tiek gatavota koordināta sanāksme. Šīs debats varētu noturēt trešdienas vakarā. Mēs runājam par ceturtdienu, tātad tas ir nākamais, ja priekšlikums pārvietot debatas no ceturtdienas uz trešdienu. Hautamā kungs, ko jūs domājat par šādu priekšlikumu, respektīvi jūsu priekšlikumu grozījumu? No, Jā, tas būtu lieliski. Vai visi piekrīt? Ja ir laba doma, nu tad tādā gadījumā balsosim par šo grozīto Delangas kundzes priekšlikumu, kas atbalsta to, ka debates tiek atsevišķi noturētas trešdien par koronavīrusu, kas par pret atturas. Jā, tad tieši tā arī būs. Trešdien tiks noturētas šādas debatas. Nu, visai saspringta dienas kārtība būs trešdien. Nu, līdz ar to darba kārtību esam izveidojuši un apstiprinājuši. Es atvainojos, tomēr vēl viens uh, reglamenta punkts. Kas tālāk, kungs, jūs vēlties runāt? Lūdzu, jums vārds. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Atsaucoties uz 3,5 pāntu, 6,4 pāntu Eiropas Unības darbības līgumā, līgumā un atsaucoties mūsu reglamentu, gribēju informēt kolēģis par ļoti nopietno situāciju. Uh, par eh, Ēģiptes studentu, kas Polijā mācās maģistratūrā. Viņš ir pētnieks, aktīvists un viņš cīnās par solidaritāti un vienlīdzību, kritizē cilvēku, tas ir pārkāpums Ēģiptē. Viņš eh, atgriezās karā, lai satikto savu ģimeni, viņš pazuda, bet tad viņu atrada vairāk simtiem kilometru no galvaspilsētas un viņš bija cietis no fiziskiem uzbrukumiem. Yeah. Viņš eh, kritizē valdību sociālajos mēdījos. Godātie kolēģi, aicinu visas Eiropas Savienības institūcijas, Eiropas Savienības delegācija ir reaģēt un ar lielu uzmanību sekot visai šai lietai, un ir arī jāpievieno debats par šo jautājumu runātāju pārtrauc priekšsēdētāja. Mr. Castaldo. Have... Kas tādo, kungs, es domāju, man nav jums jāpaskaidro, kā ir, kāds ir mūsu reglaments. Eh, es to varu iekļaut eh, tikai vienas minūtes eh, uzstāšanās runas sadaļā. Paldies! arvoisat kollegat siirrymme nyt sitten varsinaisiin eh, keskustelu ja päätösasioihin kun Kolēģi, pāriesim pie lēmumu pieņemšanas un debatēm, tagad, kad esam apstiprinājuši darba kārtību. Un lūdzu pārējos, kas nepiedalīsies debatēs, eh, pamest eh, zāli klusu, lai mēs attiecīgi varētu ķerties pie darba. So the... Pirmais punkts darba kārtībā tātad ir komisijas eh, paziņojums par ekonomikas pārvaldības sistēmas pārskatīšanu. Vēlos jums atgādināt, ka brīvā eh, mikrofona procedūrā var pieteikties un eh, zilās kartītes jautājumu var uzdot vai nu izmantojot uh, konsolidēto reģistrēšanās veidu vai arī elektroniski. Ja jums nepieciešams norādes, tad jūs varat tās uh, saņemt uh, eh, pie ieejas zālē. Un tad pāriešu uz somu valodu. Tātad debates ir par komisijas paziņojumu par uh, ekonomikas pārvaldības sistēmas pārskatīšanu. Pirmais uh, runātājs, runātājs ir Paolo Gentiloni komisijas vārdā. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie parlamenta deputāti. Paldies par man doto iespēju Eh, iepazīstināta ar komisijas eh, paziņojumu, kas tika eh, apstiprināts pirms piecām dienām. Un tādējādi Eiropas parlaments būs tieši tas, kurš iesāks debatas par tā saucamo sešpaku un divpaku, vai citiem vārdiem sakot, par ekonomikas pārvaldības normām. Es uzskatu, ka šīs debatas eh, mērķis ir skaidrs. Tas ir no vienas puses mums ir jāsaglabā uh, mūsu ekonomikas stabilitāte, no otras puses, un mums ir mm, jāatjauno mūsu ekonomikas izaugsme, un es domāju, to mēs nedrīkstam ignorēt. Komisijas paziņojumā man šķiet ir dots tāds godīgs novērtējums par to, kā um, mans minētās normas pēdējos desmit gados ir darbojušās. Normas tika izstrādātas reaģējot uz dziļu ekonomikas un finanšu krīzi, bet ir pagājuši desmit gadi, un man šķiet, ka tagad mums ir visai labs priekšstats par to, kā šīs normas ir darbojušās. Domāju, ka varam teikt, ka rezultāti ir bijuši labi Pirmkārt, mēs esam spējuši labāk koordinēt fiskālo politiku gan attiecībā uz eh, tās īstenošanas termiņiem, gan arī saturu, izmantojot tā saucamo Eiropas Savienības semestri. Bez tam mums ir izdevies samazināt um, eh, IKP deficīti. 2011. gadā tikai divas ES valstis uh, Uh, atbilda normām par IKP deficītu, budžeta deficītu, bet pēdējā vērtējuma raundā visas valstis ievēroja šīs normas. Un treškārt man ir jāsaka, ka visas Eiropas Savienības dalība valstis, kas tika saņēmušas finanšu palīdzību, ir spējušas atgriezties uh, apritē un tirgu lai arī, protams, tas bija saistīts ar uh, lielām uh, problēmām sociālajā jomā. Bet, protams, rezultāti nav viennozīmīgi. Uh, šeit vēlos norādīt, ka jā, de, budžeta deficīts ir samazinājies, uh, no vidējā 90% uz vidējo 80%, un to varētu uzskatīt par apmierinošu līmeni eh, salīdzinājumā ar eh, citām valstīm, kā piemēram ASV, eh, šis deficīts ir 115, Japānā 2040, bet mēs zinām, ka šī samazinājuma ietvaros mums tomēr nav izdevies samazināt augsto deficīta līmeni atsevišķās dalību valstīs. Bez tām ir jāņem vērā tas, ka normas, par kurām runāju, ir ļoti sarežģītas. kas, protams, ļauj risināt uh, sarežģītas problēmas, bet ja pašas šīs normas un to piemērošana ir uh, komplicēta, tad tas eh, mazina eh, dalību valstu un ieinteresēto eh, pušu ticību un uzticēšanos šīm normām. Bez tam ir nepārprotami trūkumi, kas tika identificēti. Pirmkārt, tā kā mēs samazinājām valsts investīcijas, tad tās nav atgriezušās tajā līmenī, kāds tās bija pirms 20 gadiem. Otrkārt, mums nav izdevies uh, samazināt pārpalikumu valstīs, kur šis pārpalikuma apjoms ir bijis ļoti liels. Un treškārt, ir novērojama procikliska fiskālā politika un tagad mēs redzam, ka monetārā politika ir sasniegusi zemāko punktu, un ja mēs nespēsim ieviest uh, anticiklisku fiskālo politiku, tad mēs attiecīgi nevarēsim uh, uzlabot kopiekonomisko situāciju. Tātad labi rezultāti, neviennozīmīgi rezultāti un trūkumi. Ko darīt tālāk? Man šķiet, ka uh, Šobrīd ekonomiskā situācija ļoti atšķirs no tās, kāda tā bija vērojama pirms desmit gadiem. Mums ir izdevies pārvarēt dziļu krīzi. Vairākus gadus ir konstatēta stabila izaugsme visās dalību valstīs, un tagad jau varam uh, runāt, ka pāris gadus šis pieaugums ir palielinājies. Un, ja runājam par prognozēm tuvākajiem gadiem, uh, tad eh, tās ir neskaidras. Neskaidras eh, tīri iekšēju iemeslu dēļ. Mēs visi piedzīvojām visai sliktus rezultātus uh, Eh, svarīgās Eiropas Savienības ekonomikās pagājušā gada pēdējā ceturksnī, un arī ārējo faktoru ietekmē tas tā izveidojās, piemēram, tirzniecības attiecības, eh, Brexit process, kas arī vēl nav pabeigts, un koronavīrus eh, radītās sekas, ko, protams, vēl ir pāragri izvērtēt, bet, protams, tas vēl vairāk tikai papildina šo nedrošību. Man šķiet, ka e, šajos nedrošajos laikos mums ir nepieciešams satvers, lai izvairītos no situācijas, kad e, zemi pieauguma rādītāji, zema inflācija un zemes procentu likmes vērojams ilgā laika termiņā. Es domāju, ka tas noteikti nesaskan ar tām stratēģijām, ko esam iekļāvuši tā saucamajā zaļajā, zaļā kursa pārējā un e, digitālajā stratēģijā. Nākamajā mēnesī ir paredzēts eh, noslēgt eh, šīs debates ar secinājumiem uh, un konstatējumiem, bet šeit es gribētu pasvītrot divus atslēgas vārdus. Viens no tiem ir investīcijas, tas ir mums ir jāatrod veidi, kā veicināt un piesaistīt investīcijas, it īpaši, lai finansētu zaļā kursa stratēģiju. Un otrs atslēgas vārds ir vienkāršošana. Mums Eh, ir jāveicina šo normu vienkāršošana, līdz ar to cilvēki tās labāk pieņems un uzticēsies tām. Un es domāju, šīs divas lietas, tām nevajadzētu sašķelt mūsu diskusiju, bet tām vajadzētu kalpot par pamatu kopīgi risinājuma atrašanai. Paldies komisārām Gentilonī! Un tagad Tautas partijas grupas vārdā dod vārdu Markusam Ferberkungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Godātais komisāri, dāmas un kungi! Paziņojums uh, par stabilitātes un izaugsmes paktu uh, satur ļoti daudz tādus pamatotus novērojumus un secinājumus Normas tiešām ir sarežģītas, komplicētas un tās nav uh, piepiekami caurskatāmas. Un jūs sakat, ka mums ir tātad izaugsmas uh, fāze ir bijusi ilgā laika posmā, bet uh, šis pakts ir arī uh, ļāvis samazināt um, budžeta deficītu. Un jūsu izdarītie uh, secinājumi patiesībā maz ir saistīti ar reālo situāciju. Stabilitātes pakts nepieļauj elastību, un komisija patiesībā ir uh, to izstiepus līdz maksimumam, un, protams, normas nedrīkst piemērot elastīgi, bet tās ir jāpiemēro tā, kā tas ir rakstīts. Ja vēlamies pieietam visam efektīvi, tad Pilnīgi noteikti ir jādomā par to, kā šīs normas attiecībā uz parādu samazināšanu īstenot. Nedrīkstam to darīt tā, ka rodas pretējais efekts, jo parādi ir parādi. Nu vienalga, vai tie ir jauni parādi, tie visi mazina valsts darboties spēju un vienalga, lai kā, vai, vai šie parādi rodas tāpēc, ka rodas kaut kāda ilgspējīgas investīciju rezultātā vai tam līdzīgi. Beigu beigās jādomā par to, kā šiem parādiem tikt galā, par to jādomā arī finanšu tirgiem, jo te, tie ir tie, kas aizdod dalībvalstīm līdzekļus. Un, nu, viņi jau nav, nav jau tā, ka šī finanšu sistēma uh, aizņēmumus dalībvalstīm nepiešķirs tāpēc, ka pēc tam šie, šie līdzekļi netiek klasificēti kā vidē draudzīgas investīcijas. Uh, Un ja mēs nerīkosimies, tad tādā gadījumā tālākus parādus vienkārši krausim kaudzē. Paldies! Paldies Ferber kungam! Tālāk eh, sociāldemokrāta grupas vārdā dod vārdu Honesam Fernandes kungam lūdzu. Bienvenido, komisārio. Esiet sveicināts, komisāri kungs. Eirozonā mums ir 19 uh, eh, dažādas nodokļu politikas ir 19 valdības, kas izstrādā savus budžetus un mēģinot tādējot ievēroj, ievērojot izaugsmu stabilitātes paktu. Taču, ja viens konsolidē visu šīs politikas un meklē kopīgo eirozonas nodokļu politiku, nu tad rezultāts varbūt arī var atbilst uh, monetārās savienības cikliskajām vajadzībām. Tāpēc mums ir jāreformē šis uh, stabilitātes izaugsmas pakts, jo nav tikai runa par elastības palielināšanu, lai valstu politikas varētu īstenot anticikliskas politikas. Galvenokārt šeit Eirozonā ir jāpieņem konsolidēta nodokļu pozīcija, kas atbilst mūsu ekonomikas ciklam. Tāpēc mums pie tā ir ļoti daudz jāstrādā tuvāko mēnešu laikā, lai jums veids, komisārkungs. Kītos, Erustija Fernandes. Ja sitten annan puheenvuoron... Äh, Paldies tālāk. Riņo grupas vārdā dodu vārdu Karolīnai Naktegāl. Kundzei, lūdzu, vārds jums. Grācija, Mr. Commissioner. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Stabilitātes pakta norma pārskatīšana uh, Eh, tika bieži šeit pieminēta, bet es domāju, ka mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt stabilu ekonomiku. Tas nāks par labu visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, arī tām, kuras pašas to varbūt neapzinās. Ja kāds rāda labu piemēru, tad to, tam ir viegli sakot bet, diemžēl, tas tā nedarbojas. Ir valsts, kas e, pietiekami nav izmantojuši šo ekonomikas augšupēju, lai uh, samazinātu deficītu. Un gribētu izteikt dažus ierosinājumus pārskatīšanai. Pirmkārt, palielināt to kā normas tiek pieņemt. Normām ir jābūt vienkāršām, piemērojamām. Anticikliska ekonomikas politika ir tā, kas ir jāīsteno. Treškārt, normas nevajadzētu padarīt ar vien, ar vien elastīgāks, un tās nevajadzētu interpretēt pārāk plaši, jo vienošanās ir vienošanās. Tādēļ visai kritiski raugos uz priekšlikumu veikt investīcijas ārpus eh, šī pakta darbības jomas. Tas ir tāds kā uzaicinājums īstenot tādu uzskaiti, kas arī pie uh, problēmām jau iepriekš noved. Eh, bez tam dalību valstīm šokus vajadzētu absorbēt katrai pašai un katrai vajadzētu sakārtot uh, savu māju. Uh, labi finansējoši eh, finanšu tirgi arī ļaus mums apš, absorbēt ārējos triecienus. Strādāsim pie tā, lai attīstītu Eiropas kapitāla tirgu. Paldies! Paldies tālāk IT grupas vārdā dod vārdu Silvijai Sardone kundzei lūdzu. Paldies, uh, man tiešām ir jāuzteic komisārs Džentiloni, jo nav viegli runāt desmit minūtes, nepasakot pilnīgi neko. Nu, uh, man tas nepārsteidz, atceros, kāds jūs bijāt arī valdībā, taču izskatāties, ka nu esat klasiskais demokrātiskās pārties uh, birokrāts, kas tagad Eiropas Savienībā māca citus dzīvot. Tad gadu kopā ar Demokrātijas, Demokrātisko partiju un piedzvaigžņu kūstību jūs uh, arī uh, esot, uh, esat rīkojušies, lai vainātu elstību, arī Konte premjerministrs apdraud mūsu suverenitāti, piedāvājāt tādas izmaiņas, zināt visi, ka tās nav iespējamas. Itālijā ir ārkārtīgi liels parāda līmenis un uh, mēs varētu izmantot uh, atbalsta fondu. Bet, uh, diemžēl, jūs no cilvēkiem tā kā nolēt asinis, līdz viņiem beidzot nav nekā nevienas vairs asins lāses. Bet kāpēc nevienai valstī nav izdevies sasniegt jūs mērķus? Vācija sistemātiski pārkāpja arī šos paktus un uh, līmeņus, noteiktos mērķus. Un Eiropas Savienība ievēro noteikumus tad, kad tas tā ir ērti. Itālijā. Uh, Izmantojis nedaudz elastību, bet par uh, šo fondu mēs cīnīsimies, lai izglābtu citu valstīm, jo tās ir uzbrukums nodokļu maksātājiem, un to mēs nevaram atbalstīt. Paldies, paldies, un tagad uh, Urtas un kungs lūdzu zaļo vārdā. Jā, paldies, komisāra kungs. Noteikumi pēdējo gadu laikā ir bijuši tiešām neefektīvi, dogmatiski, ir tikai pasliktinājuši situāciju Eirozonā un ir jāpārskata tas viss. Un piekrītu tam, ko jūs sakāt savā paziņojumā. Un, jā, noteikumi procikliski sarežģīti un dažos gadījumos arī balstās uz tā saucamo output gap, kas arī nav skaidrs Tur balstām visu nacionālo budžetu konsolidāciju, bet mums taču ir uh, kaut kādā veidā par to jārunā. Man prieks, ka komisija tērusies tagad pie tā klāt, jāiet vēl tālāk. Divas lietas, komisāra kungs. Vispirms nebaidīsimies, par spīti zinot arī to, kā padomē būs siena, tomēr uzsāksim runāt par šādiem jautājumiem, būsim drosmīgi un nostādīsim valsts spoguļu priekšā. Otra lieta Jums ir ļoti viedi jāpiemēro noteikumi, lai zaļais kurs tiešām būtu realitāte. Ja mēs strikti piemērosim noteikumus, zaļā kursa nebūs. Tas viss ir jūsu rokās un jums par to ir jāstrādā. Paldies! Kītos, edustaja Urtasun. Paldies Urtasun kungam! Tālāk dotu vārdu Eugenām Juržiču kungam EKR grupas vārdā. Labvakar visiem! Priekšsēdētāja, komisāra kungs, pēdējos gados mēs vērojam nelielu uzlabojumu fiskālajā jomā, ja runājam par Eiropas parādu krīzi. Tad ir uh, panākts parāda samazinājums, bet uh, Atsevišķi politiķi pieprasa vēl lielāku fiskālo normu elastību. Varbūt, ka viņi vēlas uh, lielāku parādu un lielāku deficītu, bet tieši šī iemesla dēļ mēs tikām pārvēl, pārvēlēti. Un mums ir jādomā par mūsu pilsoņu labklājību. Līdz ar to mēs nedrīkstam pieļaut izņēmumus no normām, bet ir jānosaka stingrākas normas, kas pieprasa uh, to ievērošanu uh, Un tas nozīmē, ka ir jāizvairās no fiskālās politikas manipulēšanas. Paldies! Paldies Juržič kungām! Tālāk dodu vārdu Manonai Obrī, goja grupas vārdā divas minūtes. Jā, jau trīs mēnešus francūži demonstrē ielās, dzied un dejo pret pensiju reformu. Jau trīs mēnešus viņi cīnās pret reformu, kas liks viņiem strādāt ilgāk par nožēlojumām pensijām. Nu, šī reforma nekrīt no zilām debesīm, bet iedvesmojas no Eiropas komisijas rekomendācijām, budžeta kontrolas procedūrā. Manā priekšā ir Eiropas komisijas rekomendācijas Francijai. Tur ir ļoti skaidri rakstīts sastajā lapas pusē. Šeit manā priekšā, kā pensiju reforma varētu mazināt valsts parādu, proti ir jāietaupa mūsu pensiju sistēmā. Un tad arī to tagad grib panākt Francijas valdība, taču komisija piektajā lapspusē vēl saka, ka parāds samazināšana atkarīgi no valdības spējas realizēt iztēriņa mērķus, kas noteikti pensiju sistēmā. Proti, viss šī sistēma, veselības aprūpas sistēma arī maksā pārāk dārgi jau arī arī tur uh, cilvēki protestē un jo tiek slēgtas slimnīcas. Tad no nu, Eiropas komisija tā rīkojas ar visiem mūsu valsts eh, pakalpojumiem, gan runāja par minimālo algu, gan eh, par aprūpi, aizvien mazāk uh, tēriņu, vairāk atbalsta lielajiem uzņēmiem, un tas arī tieši tas, ko dara ar entuziasmu Makrona valdība. Viens mērķis šeit ir jums visiem 3% svētājs uh, līmenis, parāda līmenis. Tam nav nekāda ekonomiska pamata, to pat kritizē. Uh, Eh, pat visliberālākie ekonomisti. Eiropas komisija šodien eh, grib noskaidrot, cik, svar, cik atbilstīgi ir šie noteikumi. Tas jau sen bija jādara, bet izskatās, ka pa šis eh, noteikumu pārskats tikai attiecas uz ANO attīstības mērķiem. Uh, Nu, te ir jāpārskata visa ekonomikas pārvaldība, lai atbildētu uz nevienlīdzības krīzi un uz klimata krīzi. Eiropas pusgada pārskats nevar būt tikai kosmētisks, jo taupība nekad nebūs nec ekoloģiska, nec sociāla. Paldies! Paldies, Obrī kundzei. Tālāk eh, pārējām pie vispārējām debatēm un kā pirmajām dodu vārdu Ludekam Nidermēram, lūdzu. Um, uh, Paldies priekšsēdētāji. Vispirms paldies komisijai par uh, labi paveikto darbu un par to, ko mums prezentējāt. Jāsaka, uh, fiskālo normu izmaiņas ir pamatotas, lai uzturētu uh, ilgtspējīgu fiskālo politiku dalībvalstīs. Es uzskatu, ka veiktās izmaiņas palīdzēja valstīm reformēt savu ekonomikas politiku un ir um, vedušas to ilgtspējas virzienā, bet jāsaka, ka darbs nav pabeigts. Tas ir darbs, kas ir jāveic nepārtraukti, pastāvīgi. Es uzskatu, ka dalību valstīm ir jāīstenot politika, kas atbilst noteiktajām prioritātēm, kā zaļais kurs, bet tajā pat laikā eh, mums ir jādomā par to, kā to pareizi finansēt. Es arī uh, um, atbalstu ierosinātās izmaiņas. Paldies! Kītos, erustijā. Paldies Nīdermājer kungām. Tālāk dodu vārdu Evelīnai Regnerei. Viena minūte, lūdzu. Dankišin, for... Lielas paldies priekšādātāji, godātais komisāri. Nu, daudz šīs sistēmas kritiķi Saka, lūk, tas, ka tas esot tā, tāds, tāda eiro trako mm, krekls, kas sas, sašaurinot darbības iespējas, neļaujot dalībvalstīm rīkoties. Jo, protams, ka šādas taupības prasības nozīmē, ka tās daudz, kā, daudz kur izdevumus samazina. Uh, Un um, nereti tieši valstu ieguldījumi ir ļoti svarīgi ekonomikas izaugsmai un labklājības saglabāšanai. Līdz ar to šāda veida jaunai metodikai vajadzētu būt vairāk vērstai tieši uz sabiedrību, uz sabiedrības vajadzībām un krietni vairāk um, jāraugās uz sociālo infrastruktūru. Un, protams, arī ņemot vērā digitālo ēru, arvien vairāk jābūt šādiem kopējiem Eiropā koordinētiem investīciju centieniem, vairāk valsts ieguldījumu šāda veida projektos. Un tāpēc, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi atbilstīgi uh, definēt šo tīkla deficīta jautājumu. Respektīvi, ir jābūt uh, nu, kaut kāda veida valstu ieguldījumiem tieši šai ziņā. Paldies! Paldies, tālāk dod vārdu Svenam Gigoldkungam. Pusotra minūte, lūdzu. Priekšādātāji. Kopējai valūtai ir vajadzīga arī kopēja budžeta nosauk, noteikumi. Tomēr nedrīkstam mm, izlikties, ka šī reformētā stabilitātes un izaugsmes pakts ir kaut kāds eh, perfekts risinājums. Uh, Nu, jāsaka, vajadzēja, nav, nav šis pakts panācis to, ka valsts izdevumi ir vairāk vērst uz nākotni, un turklāt noteikumi ir tik ārkārtīgi sarežģēti, ka pat finansisti tos knapi saprot. Šīs visas sarežģītības rezultātā tiek mazināta arī Eiropas komisijas rīcības spēja noteikumu piemērošanā, un tas savukārt noved šo paktu, padara to par tādu politisku instrumentu, kas ne, nedarbojas atbilstīgi. Vēl sliktāk, Eiropas fiskālie noteikumi faktiski darbojas kā tāda ļoti, ļoti ļoti fragmentāra, un tas situācija ir pasliktinājusi. Iz, izglītība, dzelzceļš un tam līdzīgas jomas ir tādas, kas, kurās vien pietrūcis valstu investīciju. Valstu investīciju ap, apjoms pat ir samazinājies no 2,7 līdz no 3,7 līdz 2,9 procentiem. Nu, kā tad to mēs varam risināt? Tagad mēs vienkārši pievēram vispārīgi investīciju samazināšanas noteikumu. Nē, fiskālie noteikumi, kas, piemēram, ir paredzēti digitālām vai zaļiem projektiem, e, faktiski problēma neatrisina, jo, jāsaka, problēma saglabājas tieši arī tāpatās kā izglītības vai mājokļu jomā vai veselības aprūpas jomā. Ir vajadzīgas divas un, lietas un divi mēri. Pirmām kārtām konsekventa orientācija uz nākotne un budžeta noteikumu vienkāršošana, jo tikai saprotami fiskālie noteikumi būs spēcīgi fiskālie noteikumi, kas tiešām tiks arī piemēroti. Kītos, edustaja Gīga. Paldies, Gigald kungām. Tālāk dod vārdu Dimitrijos Papadimolis kungam vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Džentiljonī kungs, jūs esat eh, Itālijas iepriekšējais premjerministrs un ekonomikas ministrs Prodī kungs patiesībā šo paktu nosauca par muļķīgu. Un jūs arī esat bijis Itālijas premjerministrs pirms kļuvāt par komisāru. Mums ir nepieciešamas nopietnas pārmaiņas, nevis tikai runāšana par tām, jo mums ir nepieciešams vairāk investīciju. Jo papildus normu vienkāršošanai ir vajadzīga arī lielāka elastība. Uh, lai izlīdzinātu reģionālās nevienlīdzības, mums ir nepieciešama ilgtspējīga izaugsme un stabils publiskais finansējums. Vai mums jebkad izdosies īstenot šo zaļo kursu ar šo neloģisko paktu, vismaz tā, kā tas ir īstenots pēdējos desmit gadus? Un Kā tā iznāk, ka komisija rīkojas tikai pret tām valstīm, kam ir tikai pārmērīgi deficīti, bet jūs neko nedarat citu valstu labā. Paldies papadiem Olis kungam. Tālāk nākamais runātājs Georgijos Kirtsos. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es kiek, piekrītu Džentiljonī kungam, ka mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai uh, Uh, palielinātu publiskās investīcijas. Un, ja mēs paraugāmies uz Eiropas uh, dalību valstu normām uh, par publisko finansējumu, tad tās ir daudz striktākas nekā normas apvienotajā karalistē un ASV, piemēram. Tāpat laikā, protams, esam sasnieguši daudz un arī manā valstī, Grieķijā, ja 2012. vai 2015. gadā kāds būtu teicis, ka 2020. gadā uh, valsts obligācijām būs tikai 1% uh, šī likme, uh, pēļņas likme neviens tam nebūtu ticējis, bet um, mums ir izdevies um, veikt nepieciešamās izmaiņas, protams, uz um, sabiedrības izmaksu rēķina. Paldies Kirsos kungam! Tālāk dodu vārdu Margaridai Markes kundzei sociāldemokrātu lūdzu. Obrigada, Kar komisāriju Gentioni. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Es vēlos eh, komisārām pateikt par eh, šo ierosinājumu debatēm, ja runājam par stabilitātes un izaugsmas paktu. Uh, tad tas ir uzrādījis eh, daudz trūkumu. 2012. gadā bija tāds parāda līmenis, eh, kuram vajadzētu būt vēl mazākam nekā pirms krīzes līmenī, bet jāsaka, ka budžetām ir jābūt vērstam, lai veicinātu izaugsmas. Un Šeit mēs varētu apšaubīt, vai tas, kas tiek piedāvāts, nodrošinās ilgtspējīgu izaugsmi. Mēs uzskatām, eh, ka ir jāīsteno anticikliska politika un šīm normām ir jābūt vienkāršākām un vienlaicīgi arī elastīgākām. Un tām ir jābūt tādām, kas ir piemērojamas. Bez tām uh, mums uh, šīs budžeta prasības, tām ir jābūt pietiekami elastīgām. Mēs gribam būt uh, zaļāki, vairāk orientēti uz mm, zaļo kursu, bet, lai to īstenotu, ir nepieciešama strateģiska pieeja Eiropas budžetām. Un uh, mums ir jānosaka rādītāji, indikātori, metodika, uh, kas veicina lielāku demokrātiju un, protams, arī lielāku atbildību no dalību valstu puses. Paldies! Paldies! Tālāk nākamais runā, nākamā runātāja Damien Karem, lūdzu. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji, mīnus 0,25%. 40 lielākiem uzņēmumiem arī katru rītu mēs dzirdām ziņās dažādus skaidrļus, kas, kam ir kā jānorāda, vai ekonomikai iet labi vai slikti 60% parāds, 3% deficīts un tā tālāk. Atkal, jā, šis šie skaitļi ir kā kaut kāda zelta budžeta noteikums, bet kad jūs interesēties, interes, interesēties par svarīgākiem skaitļiem, piemēram, par to, cik maksā klimata izmaiņas, cik maksā sociālais izmisums un tam līdzīgi, vai ekonomika nozīmē labi pārvaldīt māju, bet mūsu māja deg, veselīga ekonomika ir tāda, kas dara visu, lai man nodzēst ugunsgrēku, un atbildīga tautsaimniecība ir tāda, kas ir um, oglekļa Neutralitātes virzienā no valsts deficīta jāizņem visas investīcijas zaļajā jomā. Ir jāpārskata eh, šīs budžeta satvērs, eh, mums ir jāmazina taupība, jāatbild klimata izmaiņām, noteiksim tādus noteikumus, kas mums ļauj nevis iet sienām, bet eh, saglabāt mūsu māju un to labi pārvaldīt. Tas ir atkarīgs tikai vienīgi no mums. Kītos, Karem. Paldies Karem kungam, tālāk nākam nākamā e, runātāja Tīmāgēna kundze. Man teica, saka priekšsēdētāji, ka nākamā runātāja šeit nav. Tinādī kundze. Es ļoti atvainojos, laikam tika pieļauta kļūda. Tātad nākamais runātājs ir Markeša kungs. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Šīs ir ļoti svarīgas debatas Eiropas un jo īpaši Eirozonas nākotnē. Mums ir izdevies stabilizēt ekonomisko un budžetu situāciju Eiropā kopumā, bet es gribētu teikt, ka patreizējā ekonomikas pārvaldība ir e, bijusi visai ierobežota un nevienmēr tā ir bijusi pozitīva. Mums ir nepieciešams pamats ilgtermiņa izaugsmai, e, kas balstīta uz investīcijām. Mums ir nepieciešams nepieciešams tāds regulējums, kas nodrošina izaugsmes ilgtspēju, nevis uh, piedāvā īstermiņu budžeta indikātors. Mums ir nepieciešama lielāka elastība problēmu situācijās, un mums ir nepieciešams normas, kas ir uh, anticiklisks, nevis prociklisks. Nu, mums ir nepieciešama reāla uh, monetāra un finansu politika visiem, nevis tikai dažiem. Savādāk mēs riskējam ar vēl lielāku stagnāciju Eiropā un tad vienu dienu mums nāksies eksportēt uz Marsu, eh, ja eh, atsevišķas dalību valstis nedarīs neko, lai mazinātu savus milzīgos pārpalikumus. Mums priekšā ir liels izaicinājums un uzrotīsim rokas un tiksim ar to galā. Kiitos erittäin paljon edustaja Marques. Sitten huomaan, että se... Paldies, Marques kungs. Es pamanīju, ka Nākamie runātāji nav zālē. Un Guzmā un Heina loma eh, nesot, un Tingālī arī nav šeit. Es arī neredzu Donato kundzi. Ļoti iespējams, ka šie kolēģi nevarēja ierasties eh, um, vētras dēļ, um, tādēļ es tagad ierosinu pāriet pie brīvā mikrofona procedūras. Kā pirmā runātāja ir Spirākī kundze. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Stabilitātes pakts ir normas, kas garantē Eiropas uh, Uh, valūtas drošumu un stabilitāti, bet tagad uh, mums ir nepieciešams, lai šīs normas palīdzētu mums īstenot zaļo kursu. Tas nozīmē zaļas, ilgtspējīgas uh, investīcijas, kas tiek pietiekami finansēts no nacionālajiem budžetiem. Un man jums ir daži jautājumi. Pirmais. Vai jūs plānojat piešķirt Grieķijai iespēju saņemt papildus finansējumu zaļajām investīcijām, it īpaši tajās e, teritorijās, kur ir jāatsakās no oglēm, no ogļu izmantošanas. Bez tam mums ir e, nepieciešams arī pārpalikums budžetā. Otrakārt, vai jums šķiet, ka mēs varētu noteikt zemāku PVN likmi, it īpaši uh, tajās teritorijās, kur ir nepieciešams eh, piesaistīt vairāk investīciju, piemēram, Rietumu Maķedonijā. Paldies Spirakī kundzei! Tālāk Lekas kungs, vai jūs esat šeit? Olekas kungs. Jolloin antaisin puheen. Neredzu zālē šeit, tad nākamais runātājs. Ne, Olekas kungs ir ieradies zālē. Lūdzu, vārds jums. Ačiū pirmininkē, e, mano pavardē Oleka. Paldies, priekšsēdētāji. Mans uzvārds ir Olekas. Tādēļ es nereaģēju uz jūsu aicinājumu, nesapratu, ka tas bija adresēts man. Paldies! Mēs visi saprotam, cik svarīgs um, ir stabilitātes fakts mūsu finanšu drošībai, bet es gribēju lūgt vārdu tādēļ, ka jūs pieminējāt to, ka mūsu nākotnes izaugsme varētu būt pretrunā ar zaļo kursu. Vai jūs varētu konkrētāk norādīt, kas jums liek domāt, ka zaļais kurs varētu kļūt par eh, problēmu, nevis par iespēju mūsu ekonomikai. Man šķiet, ka zaļais kurs paredz investīcijas pētniecībā, attīstībā un zinātnē. Paldies! Kītos, edustaja Olekas. Paldies, Olekas kungs. Tālāk dodu vārdu Pekarinen kungam vienu minūti, lūdzu komisārille esittelystä. Paldies priekšsādātāji. Paldies komisārkungs. Viestinne oli aika positiivinen. Kiinnitin huomiota siihen. Jūsu vēstījums bija ļoti pozitīvs, un es eh, redzu, ka jūs neesat eh, pārāk noraizējies, bet jūs teicāt, ka budžeta deficīts joprojām ir 80%. Mēs nolēmām Eiropas monetārajā savienībā tas nedrīkst pārsniegt 60% un Eiropas centrālā banka pēdējos dažos gados ir laidusi tirgu papildus naudas līdzekļus, vai jūs redzat kādu apdraudējumu, vai jums nešķiet, ka atkal, teiksim, kaut kur varētu izveidoties šis finanšu burbulis, vai arī jūs vienkārši mierīgi uh, gaidat, kad stāv, iestāsies stabilitāte Eiropas tirgu? Paldies Pekarinen kungam, tālāk nākamais runātājs Žoao Ferēra kungs. Um Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs! Stabilitātes un izaugsmes fak, pakts. Uh, patiesībā neveicina šos nacionālos investīciju uh, projektus. Kā Merkels kundze teica, tas drīzāk aicina dalību valstīm nemainīt savu ekonomikas rīcību politiku. Uh, Eh, un tas viss ir novedis pie ļoti nevienlīdzīgas un negodīgas situācijas. Paskaties, kāds ir izmaksas perifērajās Eiropas Savienības dalību valstīs. Mm, mēs redzam, ka ļoti bieži tās tiek eh, um, atstātas novārtā, un mēs maksājām patiesībā par visu. Bez tam uh, mums ir mazāk publisko uh, pakalpojumu, mazāk tiek piesaistīts publiskais finansējums, publisko pakalpojumu attīstīšanai, Še, šeit nav uh, vajadzīgās elastības. Un mums uh, vajadzētu īstenot uh, tādu ekonomikas pārvaldību, lai um, uh, veicinātu publisko pakalpojumu, publisko preču uh, piedāvājumu, lai netiktu apdraudēta demokrātija, jo mēs to netrīkstam pieļaut. Paldies! Kiitos, edustaja Ferreira. Ja sitten edustaja Castaldo. Paldies Ferreira kungām. Tālāk nākamais runātājs Castaldo kungs. Bet es viņu neredzu. Tādēļ došu vārdu Juta Paulus kundzei. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšādātāji. Būtu ārkārtīgi interesanti zināt, eh, kā tad mēs šeit diskusējam par šīm ilgspējīgajām investīcijām. Un, eh, kaut arī saturiski tas, protams, ir ļoti jēgpilni, un es tam visam piekrītu. Tāpat laikā esmu visai pārsteigta. Uh, par to, ka šie noteikumi attiecībā uz ilgtspējību, attiecībā uz citām investīcijām šeit nespēlē vispār nekādu lomu. Un te es runāju, piemēram, par svar, slaveno PCA sarakstu, par ko risinās atsevišķas diskusijas, kur runājam par miljardiem eiro investīcijās, kas tāpat laikā tiek ieguldīts fosilās degvielas infrastruktūrās, gāzes infrastruktūrās, kas nebūs vajadzīgas. Uh, Un eh, galu galā šie līdzekļi iet vienkārši zudumā. Klimata krīze taču ar katru brīdi vēl tikai tālāk nokarst. Un man liekas vienkārši fascinējuši, ka no vienas puses jūs runājat, lūk, cik svarīgi ir nodrošināt ilgspējīgas investīcijas, bet varbūt nevajadzētu būt tik striktiem. Tāpat laikā, eh, ja runājam par šīm neilgspējīgajām investīcijām, tur jūs esat gatavi līdzekļus dot um, plašu roku. Paldies Paulus kundzei! Vicepriekšsēdētājs Kastaldo kungs ir ieradies zālē un dod viņam vārdu. Grācie, pre... Paldies, priekšsēdētāji, godētājs komisārkungs, kolēģi! Ekonomiskais konteksts atšķiras no tā, kāds bijis desmitiem gadu atpakaļ, un tad mēs redzam, ka visbeidzot ir pienācis tas brīdis, lai mēs pārskatītu savu pieeju uh, budžeta um, noteikumiem. Ne tikai, jo, lai mēs eh, uzlabotu šos noteikumus, bet lai mazinātu asimetrisko piemērošanu, kas rada divu ātrumu Eiropu, Eiropas komisija izdara milzīgu spiedienu uz eh, valstu budžetiem Tāpat arī ignorēja dažu valstu makroekonomiskās neatbilstības. Eiropas komisija arī pati nonākusi pie secinājuma pārskatīt esošos budžeta noteikumus, lai valstīm būtu vairāk iespējas veikt investīcijas, cīnītos pret klimata izmaiņām bezdarbu, ieviešot zaļa, zelta noteikumus zaļajām investīcijām un arī veidojot zaļās obligācijas. Komisāra kungs kungs, es ceru, ka turpināsiet šo darbu, jo, nu, nemainīties ir pēdējā lieta, kas būtu vajadzīga Eirozonā. Paldies! Kītos, Fabio Kastaldo. Paldies, Kastaldo kungam! Tālāk, Grapīnī kundze. Paldies, eh, komisāra kungs. Es esmu pārliecināti, ka jūs varēsiet atbildēt uz šo jautājumu. Kāds būs risinājums, ja mēs uh, pielāgotu šo ekonomikas pārvaldību reālajai situācijai? Jo mēs redzam, ka ir divu ātrumu Eiropa, kur ir uh, Eirozona un ne Eirozona, ir Schengens valsts un ne Schengens valsts, ir uh, valstis ar atšķirīgu attīstības līmeni. Tajā pat laikā indikātori ir vieni un tie paši. Eh, deficīts tiek aprēķināts pēc vienām metodēm, un jums eh, nav atļauts investēt, eh, ja attiecīgi deficīta normas netiek ievērotas. Un kā ar fondu zaļajām kursām? Vai to varētu atvēlēt un izmantot mazāk attīstītajās teritorijās? Kā jūs redzat, kā ekonomikas pārvaldības izmaiņas samazinās reģionālās atšķirības? atšķirības līdzekļi ir koncentrējušies četrās vai piecās dalību valstīs atbilstoši revīzijas palātas slēdzienam. Kā jūs reaģēsiet uz to un kā jūs attiecīgi mainīsiet ekonomikas pārvaldību? Paldies, Grapīnī kundze! Tālāk Delīkums nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāja. Komisija ir daudz runājusi par fiskālās politikas pārskatīšanu un par pasākumiem pēc finanšu krīzes. Uh, bet es gribu, lai tas dotu reāli taustām labumu Eiropas Savienības pilsoņiem, bet man šķiet, ka e, šeit jūs vienkārši lepojaties ar to, ka esat uh, samazinājuši deficītu, bet nerunājat par to, kādu ietekmi tas ir atstājis uz cilvēkiem. Uh, un Mēs redzam, ka vēlēšanās īrijā tas ļoti skaidri parādījās. Pilsoņi balsoja pret taupību, uh, viņi balsoja mm, par to, lai vairs mm, mm, nebūtu tā, ka mēs redzam, ka ir trūkumcietēji, bezpajumtnieki un tādu skaits arvien pieaug. Un kā ar Eiropas Savienības parādu un deficīta normu izmainīšanu, lai tās neatiektos uz investīcijām sociālajos mājokļos, piemēram. Paldies! Kītos, Claire Daly. Paldies, Dēlī kundzei. Tālāk. Voles kungs, kā pēdējais runātājs brīvā mikrofona procedūrā. Be... Jā, es arī domāju, ka stabilitātes pakts ir jāpārskata un tam jābūt krietni labākā formātā. Pārāk daudz pilsoņu Eiropā ir aizmirsti tieši šāda veida striktu noteikumu dēļ. Iedzīvot, te viens otru saka, vajadzīgi strikti noteikumi, lai būtu finanšu drošība un stabilitāte, bet, nu, ziniet ko? Finanšu drošība un stabilitāte kam? Nu, diemžēl pārāk daudz cilvēku tiešām tiek vienkārši aizmirsti atstāti novārtā, un dalībvalstīm ir vajadzīga elastība, lai tās varētu labāk parūpēties par to tiem, kam šī palīdzība ir vajadzīgas vairāk. Un kā man kolēģi teica, īrijā šī, šajā nedēļas nogalē neoliberālās partijas, kas ir pie valdības, patiešām dabūja spērienu pa dupsi, jo tās nespēja izpildīt to cilvēku vajadzības, kam šī atbalsts no valdības vajadzīgs visvairāk. Un visbeidzot par infrastruktūru investīcijām. Mums ir pies, mūs piespieduši veidot publiskās partnerības ar valsti, kur 50% un 50% tiek viss sadalīts. Nu kā tad tos, tos 3% likmi ievērot attiecībā uz eh, valsts parādu? Lielas paldies Volisa kungam! Līdz ar to mm, runātājs saraksts ir noslēdzies un dodu vārdu komisāram Džentiloni, lūdzu. The... Liels paldies! Paldies visiem deputātiem šeit parlamentā! Paldies par jūsu izteikumiem! Es domāju, ka šis brīdis ir tikai debašu pats sākums. Un šīs debatas turpināsies turpmākos 5-6 mēnešus. Ja nu man būtu jāmēģina meklēt kāds kopsaucējs šai diskusijā, tad cik tālu es saprotu, vismaz par pāris lietām, nu, trīs tādām vispārīgām lietām vienotība pastāv. Viens, tas, ka šiem noteikumiem ir jātop pārskatītiem, otrām kārtām, ka mums ir jāmaina tas fakts, ka šobrīd pārāk procikliski noteikumi, un trešām kārtām, ka mums vajadzētu noteikumus padarīt vienkāršākus, netik sarežģītus. Nu, tas, protams, ir tāds ierobežots atspērienu punkts, bet tas tomēr ir atspērienu punkts, no kura tālāk pārvarēt domstarpības. Domāju, ka mums jāizvairās no tā, ka nonākam pie divām atšķirīgām ideoloģiskām pozīcijām par labu stabilitātei viena, um, par, un par izaugsmu otra, kā rezultātā tiktu paralizētas visas iespējas virzīties pareizajā virzienā šiem noteikumiem. Es domāju, ka parlaments, jāsaka, var dot spēcīgu ieguldījumu šīs plaisas pārvarēšanā starp um, šīm ideoloģiskajām nostājām. Nu, tas, ka pastāv tādas pamatīgas domstarpības, to es labi saprotu, bet ja mēs strādāsim pie tā, lai sarežģītību mazinātu, lai cīnītos pret prociklismu un ja centīsimies šos noteikumus tiešām pārstrādāt, tad es domāju, ka iesim pareizā virzienā. Pēdējais, ko vēlos teikt, ir Viss šis pasākums ir saistīts galu galā ar to galveno, visu definējošo komisijas mērķi. Un tā šī mērķa pieņemšanā piedalījās arī parlaments, respektīvi šī zaļā pārēja, zaļais kurs. Tas pilnīgi noteikti tā ir, jo ir ārkārtīgi mm, grūti tad izprast, kā mēs varētu uh, vadīt šo zaļo kursu un pārējais procesu, ja nebūsim nodrošinājuši spēcīgu apņēmību saistības tīri no valsts investīciju puses. Un šī iemesla pēc es gribētu teikt, ka šāda saikne pastāv starp šiem mērķiem, tātad zaļā kursa mērķiem un ekonomikas pārvaldības pārskatīšanas mērķiem. Vēlreiz paldies, un kā jau teicu, domāju, ka šis ir tikai diskusija pats pats sākums, un tās turpināsies ar parlamentu, ar komitejām turpmākajās nedēļās un mēnešos. Lielas paldies! Priekšsādātāja turpina. Debates līdz ar to par šo jautājumu ir noslēgušās. Un šķiet arī komisāri tagad nomainīsies, vai ne tā? Labvakar! Mirklīti, mirkli pauze. So, Nākamais darba kārtības jautājums ir komisijas priekšlikums. Es atvainojos. Eh, mm, jā, priekšlikums par mm, paplašinātos pārskatīju paplašināšanās metodikas noteikumu izvērtēšanu. Kalīkungam došu vārds. Paldies! Priekšgodātie deputāti! Paldies jums par to, ko sākāt šīs ārkārtīgi svarīgās diskusijas, ka iekļāvāt šo jautājumu darba kārtībā tūlīt pēc tam, kad Eiropas komisija šo priekšlikumu bija pieņēmusi, tātad par pārskatīto paplašināšanās metodikas izvērtēšanu. Ļoti labs brīdis, kad varam prezentēt savas idejas un runāt par to, kā veicināt paplašināšanās procesu, kā piedāvāt tādu ticamu, piemēram, pievienošanās perspektīvu Rietumu Balkānu valstīm. Gribētu pirmām kārtām uzsvērt, ka tie ir mūsu ģeopolitiskai politikai šī sasaistīšanās, šī darbība kopā ar kaimiņu valstīm ir ļoti svarīga. Eiropā ir vajadzīga vienota, spēcīga balss pasaulē, un tai ir nepieciešams pildīt šo ģeopolitisko lomu, it īpaši tad, kad runājam par eh, kaimiņu teritoriju, par kaimiņu attiecībām. Un šis eh, apgalvojums ir pat tiešām spēkā tieši tāpēc, ka vēlamies veicināt stabilitāti, mieru un labklājību šai kontinentā un ne tikai. Tas ir mūsu pašu interesēs nenoliedzami, bet tas ir, ir jautājums arī par mūsu reputāciju. Šīs komisijas prioritāte ir pātrināt progresu Rietumu Balkānos, uz, uzturot ticamu pievienošanās perspektīvu šīm valstīm Eiropas Savienībā. Strādājam šeit trijos virzienos. Pirmām kārtām pie komunikācijas par pārskatu izplatīto paplašināšanās metodiku, ko pēc brīža izklāstīšu sīkāk. Otrs virziens ir diskusija un iestāšanās sarunu uzsākšana ar Ziemeļu Maķedoniju un Albāniju vēl pirms Rietumu Balkānu samita Zagrebā. Un gaidot Zagrebas samitu, mēs patiešām uh, vēlamies uzsākt arī šo trešo virzību, respektīvi prezentēt ekonomikas un investīciju attīstības plānu šim reģionam. Mērķis ir pātrināt tādas pamatīgas, riskiem pretoties spējīgas ekonomikas veidošana šais valstīs, šīs valstis straujāk pietuvinot mūsu standartiem. Ja runājam par šo pirmo kursu, respektīvi metodikas pārskatīšanu, tad tā balstās uz četriem pamatprincipiem. Četriem principiem, kam vajadzētu strādāt par labu gan iestāju valstīm, gan arī mūsu pašu dalību valstīm. Pirmām kārtām šim procesam jābūt ticamākam, tādam pamatīgākam. Valstīm ir jāpilda solījumi par veicamajām reformām, un Eiropas Savienībai ir jāpilda solījumi par to, kas notiks tad, kad šīs saistības ir izpildītas. Uh, Jāpievērš, protams, arī pamatbrīvību jautājumiem, reformām. Tas ir tas pats pamats, kas nodrošina tālāku pārveidu valstīs. Tas nozīmē, ka tiesiskums un funkcionējošas demokrātiskas institūcijas, valsts administrācijas reformas un ekonomikas kritērija viss ir ļoti svarīgi. Otrs princips eh, - politiskais raksturs šim kopējam procesam. Mēs grasamies pārliecināties, ka ir no mm, augstākā līmeņa iesaistīšanās no kandidātu valstīm šo samitu kontekstā un notiek ministru tikšanās visaugstākā līmenī. Vēlamies arī dalībvalstis ciešāk iesaistīt šai procesā, piedāvājot lielākas iespējas uzraudzīt un pārskrīt šo procesu, atbalstīt šo pamat eh, reformu īstenošanas procesu un tam līdzīgi. Trešais princips nepieciešami visu šo procesu padarīt dinamiskāku, vairāk koncentrējoties uz pamatsektoriem. Šo sadaļu veidošana pa klasteriem, ja pa ķekariem ļautu mobilizēt politiskās diskusijas par vienu vai otru sektoru. Mēs tāpat arī gribētu identificēt iespējas jau saulēcīgi, jau agrīni saskaņot atsevišķu jomu politikas, piemēram, pie tādām lietām kā digitālā darba kārtība vai um, transnacionālie mm, transporta tīkli un tam līdzīgi. Tāpat gribu uzsvērt, ka ļoti svarīgas reformas jau īstenots vēl pirms sarunu uzsākšanas, sa, uzsākšanas par konkrētām sadaļām. Tad tādā gadījumā šāda veida atsevišķu sadaļu noslēgšana e, būtu ierobežot, jo viss notiktu vairāk pa tādiem ķekuriem, jeb grupām, un lielā mērā tas būtu atkarīgs tieši no reformu īstenošanas progresa. Tas ir tāds, nu, pamatīgs politisks piedāvājums reģionam no mūsu puses. Tātad, ja rīts rezultāti tiek nodrošināti, mēs arī piedāvājam rezultātus no savas puses. Pamatsektoru sagrupēšana, mm, mm, piemēram, attiecībā uz administratīvajām reformām, būs centrāla. Mm. Un tā būs tad pirmā sadaļa šai kontekstā, kas tiks atvērta, un pēdējā, kas tiks arī slēgta, un būs vajadzīgs atbilstīgs progress šais jomās, vēl pirms citi grupējumi var, nu, sadaļu kontekstā var tikt noslēgti. Ceturtām kārtām process ir jāpadara paredzamāks abām pusēm. Tas nozīmē, ka jāpārliecinās, ka kandidātu valstīm ir lielāka skaidrība par nosacījumiem, kas tām jāizpilda, un kas būs tas pozitīvais, kas tiks gūts tajā gadījumā, kad progress tiks nodrošināts, un kādas savukārt būs negatīvas sekas, ja progresa nav. Mums ir jābūt skaidriem un taustāviem motivēšanas instrumentiem. Ja tā valstis virzās uz priekšu, ja tās īsteno reformu prioritātes, tad pilsoņiem vajadzētu sajust arī rezultātus šai pātrinātai integrācijai un eh, ēs politiku piemērošanai tirgus kontekstā jābūt arī plašākām investi finansējumam investīcijām. Tāpat laikā dalībvalstīm jābūt pārliecinātām, ka ir arī zināms atgriezeniskums un korģējoši pasākumi um, pieejami tā gadījumā, kad reformas, piemēram, noiet greizi vai kaut kā nepareizi. Tas būtu panākums ar tālākām sankcijām, piemēram, ja tiek nodrošināta, ja, ja tiek radīta stagnācija reforma procesā un tam līdzīgi. Visbeidzot, gribu uzsvērt, ka kamēr mēs uh, šo procesu cenšamies spēcināt, mērķis tomēr paliek tas pats - iestāšanās un pilna līdzdalība Eiropas Savienībā šīm valstīm. Tam visam paralēli ir vēl viens tāds arī virzības eh, kurs, respektīvi, ka Eiropas komisija uzstāj uz rekomendāciju uzsākt iestāšanās sarunas ar Ziemeļu Maķedoniju un Albāniju. Mēs tiešām ceram, ka šīs sarunas varēs tiks uzsāktas vēl līdz Zagrebas samitam. Abas šīs valstis ir izpildījušas mūsu prasīto. Nesenās vizītes laikās kopijai un tirānās uzsvēra to, cik ārkārtīgi svarīgas ir reformas un aicināja valstis īstenot, turpināt īstenot šīs reformas. Abas valstis ir turpinājušas tā tālākus reformu centienus, bet tāpat laikā, lai arī mēs būtu partners ar labu reputāciju, mums ir jāpild arī savas solījumi. Komisija nāks klē ar detalizētu informāciju par gūto progresu abās valstīs jau februārī. Tā, lai varētu sagatavot augsni padomas secinājumiem, esam pārliecināti, ka jebkāda veida tālākā saruna uzsākšanas atlikšana būtu būtisks risks un apdraudētu stabilitāti visā reģionā. Mēs turklāt tādējādi riskētu arī to, ka trešās valstis var nodarboties ar zināmām manevriem un manipulācijām šai kontekstā. Un visbeidzot šis trešais virzības kurs. Šie šīs pamata pārmaiņu reformas, kas jāizsanā Balkānos, vislabāk var tikt atbalstīts ar pamatīgu un pātrinātu ekonomikas izaugsmi un funkcionējušu tirgus ekonomikas veidošanu. Šī iemesla pēc kā ieguldījumu Zagrebas samitā komisija ierosina jaunu uz ekonomiku balstītu politikas pieeju, kas būtu tas mm, pamata akmens šāda veida tālākai darbībai. Mūsu mērķis ir intensificēt mūsu klātbūtni Rietumu Balkānos, palielināt investīcijas un palīdzēt mm, nosegt šo plaisu ekonomikas attīstībā salīdzinājumā ar mums. Jāraugās, kādas konkrētas pasākums varam īstenot, lai veicinātu investīcijas šajā reģionā, lai veicinātu piekļuvi arī ES vienotajam tirgum, lai varētu radīt papildu darba vietas, tālākas izaugsmas iespējas uzlabot uzņēmējiem, darbības vidu un investīciju klimatu un apturēt smadzeņu noplūšanu no šī reģiona. Kā jūs redzat, tas ir tiešām ļoti mm, tāds ambiciozs darba plāns, un mums būs vajadzīgs arī spēcīgs politisks atbalsts no jums, no parlamenta momenta. Mēs kopīgiem spēkiem eh, darīsim visu, lai atjaunot uzticēšanos mums, un, ja vēlamies to darīt, tas nozīmē, ka Rietumu Balkānu partneri ir jā, jāskat arvien vairāk kā mūsu nākotnes dalību valstis, jo tas taču ir šo valstu kop, mm, gala mērķis, un par to esam visi viensprāts. Tas nāks par labu Eiropas Savienībai kopumā. Lielas paldies par uzmanību! You, paldies, komisār kungs! Un tagad grupu runātāja pārstāv ETP vārdā Gals kundz lūdzu vienu minūti. Üdvözlöm a bizottság eljárási javaslatát, amelyik alkalmas a... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Godātais komisāra kungs, jā, es ceru, ka jūs varēsiet izkustinot situāciju Rietumu Balkānu valstīs, izveidot tiešām uh, reālu uh, tiltu, lai būtu dialogs arī ar skeptiskākajām valstīm, lai mēs ietu rezultātu virzienā. Arī Serbijas gadījumā tas tiešām var nes tikai uh, labas lietas, priekšro, tur var būt tikai priekšrocības. Nu, īsā laikā komisāram ir nācis izdevies prezentēt lielisku priekšlikumu uh, jau pirms nākamās, eh, nākamā samita mēs jau varam uzsākt sarunas ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju. Tad nu ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība nezaudētu savu uzticamību. Ļoti svarīgi, lai var tiktu darīts viss, lai uzlabotu šo situāciju Rietumu Balkānu valstīs un viss šī kontinenta interesēs un, protams, Eiropas interesēs. Paldies! Divas minūtes uh, Piku kungs vārdā S&D grupā lūdzu un paldies priekšsēdētāji. Es gribu apsveikt komisāru kungu Varhelī par dokumentu par ieguldīto darbu jaunā metodoloģija izveido trīs mēnešus tikai pēc eiro uh, samīta un kur divām rietumu Balkānu valstīm tika liekts sarunu uzsākšana. Tas norāda, ka Eiropas Savienības institūcija var vēl reaģēt arī krīzes laikā. Uh, Demokrātija tiesiskumam ir jābūt absolūtā paplašanāšanās procesa centrā, uzsākot arī visas sarunas par tiesiskumu, arī par mēdīju brīvību, cilvēku tiesībām, cīņu pret korupciju un tam līdzīgi. Pāri visām tas ļauj sarunu valstīm izmantot ēst programmas pirms iestāšanās, nu, piemēram, TNT transporta tīklu vai Eiropas zaļo kursu. Uh, Tātad jūsu pieeja neatšķīras pēc būtības no esošā tiesiskā satvara, kas kļuva problemātisks ar lielo paplašināšanos. Tad nu jaunās partneru valstis var arī tad lemt, vai tās vēlas vest sarunas atbilstīgi jaunajai metodoloģijai vai nē. Nu, piemēram, Melnkalā astoņus gadus vedu sarunas un runa ir bijusi tikai par vienu sēdāļu. Dalību valstīm ir sistemātiskāk jāpiedalās. Uh, pievienošanās procesā nekā līdz šim. Tāpēc es tiešām ceru, ka dokuments pārliecinās skeptiskākos uzsākt sarunas ar Albāniju un Ziemeļu Maķedoniju. Cerams, jau lēms pieņemts tiks mārta padomē. Tad, nu, sarunu apturēšana arī apšaubīja reformu procesu šajās valstīs. Uh, tika liekts atbalsts arī īstenotajām reformām. Jaunā metoloģija sniedz ilgspējīgu modeli, un tagad dalību valstīm ir jāspilda savi solījumi, un arī paplašināšanās process no jauna jāpadara uzticams. Paldies! Divas minūtes arī ņū vārdā Kjučuk kungs. Paldies, priekšsēdājs kundze, godētie kolēģi. Šoreiz gribu sākt ar sarunas beigām. Komisāra kungs. Uh, Oktobrā padomē izgāzās. Mēs vairs nevaram pieļaut atļauties jaunu izgāšanos Marta padomē. Piekrītu jums, sakot, ka jā, mums ir jāmācās no kļūdām, nevaram solīt uh, kaut ko, ko nevaram izpildīt. Taču šodien mums ir jārauga, kā virzīties varam kopā uz priekšu, kā mēs uh, varam atbildēt uz Rietumu Balkānu valstu, tautu, Eiropas cerībām. Cerams, ka te nebūs pēdējā. Uh, brīžu pārsteigumiem. Ir pārāk, pārāk grib vēl spriest, kā strādās jaunā metodoloģija, bet, lai uzlabotu iestāšanās procesa efektivitāti, ir jābūt dinamismam, nevajadzētu sarežģīt šo procesu. Jā, vairāk jākoncentrējas uz galvenajām reformām, kā organizēt arī visu šīs sarunas sadaļas. Uh, jābūt arī nosacītībai. Es atbalstu jauno procesu, taču es negribētu, lai jaunā ideja pārvērstos par jaunu priekšnoteikumu, kas atkal uh, visu šo reģionu uz ilgu laiku atstātu nomaļā. Tāpēc mūsu grupa uh, arī nesen pie, pieņēma savu politisko dokumentu par Rietumu Balkānu valstīm, balstīt šis dokuments uz mūsu vērtībām un uh, paplašanāšanās procesu. Mēs gribam, lai kandidātu valstis un līdzpilsoņi tiktu vairāk iesaistīti, lai viņi vairāk gūtu labumu no iestāšanās procesa, gribam integrēt mūsu partnerus jau agrīnā sarunu stadijā, lai viņi varētu pievim, piedalīties digitālajā politikā, konektivitātē, zaļajā kursā, lai viņi varētu reformēties, uh, un arī pirms iestāšanās no tā visu gūt labumu. Eiropas perspektīva ir ļoti spēcīgs uh, stimuls šim reģionam. Mūsu grupa ir vienmēr ir bijusi saskanīga paplašināšanās politikas jautājumā. Uzskatām, ka reformas, kas ir saistīts ar Eiropas Savienību, tam ir jāiet rok rokā ar paplašināšanās procesu, ir jāreformēs. Uh, nevis Rietumu Balkānu valstu dēļ, bet pašas Eiropas Savienības dēļ. Paldies! Pateicos Bonfrisko kundze. Divas minūtes lūdzu ID grupas vārdā. Paldies! Paldies priekšsēdētāji, godātais komisāra kungs! Nu ir ļoti vāja komisijas um, nostāja, vājš šis piedāvājums Rietumu Balkānu valstīm šīs valsts nav reformējušās tiesiskuma jomā, un tad nu vien jāteic, ka bezdarbs, ekonomiskais deficīts, iekšējie, ārējie līdzsver trūkumi reģionu pakļauj dažādiem ekonomiskiem šokiem, taču tiesiskums ir tikai viens parametrs kas var garantēt iekļaušanu un sadzīvošanu kopā paplašināšanās gadījumā, vai, piemēram, ar to pietiek, piemēram, Albānijas gadījumā, kā, kurā ir milzīga korupcija, nēsoša demokrātija, ļoti smalki noziedzīgie grupējumi tur darbojas. Uh, Godētie kolēģi, godētais komisāra kungs, komisija grib par katru cēnu uzspiest jaunu metodi, taču nerunājot par jautājumu pēc būtības, jo, nu jā, metodi šķiet ir tas, uh, Uh, kādēļ dažus mēnešus atpakaļ tika pārtrauktas sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Taču mēs zinām, ka visi bija satraukušies par šo valstu iespējamo iestāšanos. Tad, nu, tad Eiropas komisijas priekšlikumā, piemēram, drošības jautājumi tiek minēti ar dažiem vārdiem. Uh, bet līdzpilsoņi vēlas, lai jūs aizsargātu šo Eiropu. Noslēgumā, manuprāt, komisāra kungs nav pietiekami atbalstīt tikai reformu veicināšanu, jo Eiropas Savienība nevarēs uh, risināt Rietumu Balkānu valstu problēmas. Ir jāgarantē skaidrība, tas, ka tiesiskums nav atgriezenisks. Paldies! Thank you. Green... Paldies, un tagad uh, zaļo uh, grupas vārdā Von Kramontau Badelkons lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Mēs atbalstam jauno paplašanāšanās metodiku. Eh, šie mm, grupējumi, kas tiek veidoti mm, sarunu tematiem, protams, ir ļoti svarīgi, bet bez funkcionējošas demokrātijas, tiesiskuma un pat bez normāli funkcionējušas valdības nav ar ko runāt un par ko runāt. Patiesībā tiesiskums un mēdīju plurālisms uh, ir uh, samazinājies uh, kopš uh, uzsākām sarunas 2014. gadā. Tajā pat laikā tiek turpinātas sarunas par citām nodaļām, citām sadaļām, bet bez šīm pamatlietām mēs nevaram nu, redzēt progresu. Un ar šo jauno pieeju arī ir jādomā, ka mums ir jāraugās, lai būtu tiešām sasniegts progress un tad mēs varētu atgūt uzticēšanos mums, un tad mēs varētu strādāt pie reālām pārmaiņām un izmainīt tik vienu iedzīvotāju uh, dzīvi šajā Eiropas daļā. Tāpat uh, šīm kandidātu valstīm ir jākļūst par mūsu zaļā kursa atbalstītājām un uh, līdzdalībniecēm. Tajā pat laikā, protams, ir jātur solījumi. Nav nekā sliktāk, kā tās sarīk, sarūktinājums, kas bija pēc Eiropadomas pagājušā gada oktobrī. Ir vīzu režīmu atcelšana Kosovai jau sen bija nepieciešama, jo viņi ir izpildījuši pilnīgi visus kritērijus, un jaunā metodika ir tikai tad jēgpilna, ja mēs paši pildam to, ko esam solījuši. Paldies! Paldies EKR grupas vārdā uz vienu minūti Šteigrūdas kundze lūdzu. Fru talman! Den brittiska flaggan har precis halats och EUs hit... Paldies, priekšsēdētāji! Britu karoks tikko kā ir mm, noņemts, un, diemžēl, mūsu lielākās bailes ir kļuvušas par realitāti. Un galvenokārt tas izveidojās tādēļ, ka mēs nespējām nodrošināt to attīstību, kas tika solīta. Arī Zviedrijai ir problēmas ar algu dempingu, eh, noziedzību, mājokļu trūkumu Mēs redzam, ka ekonomika attīstās nepietiekami, un mums ir jāgūst mācība no pieredzes, bet tajā, un mēs neesam koncentrējušies uz šiem jautājumiem, un gribētu vaicāt sekoju sekojoši. Kā šādā situācijā varam sākt sarunas ar valstīm, kurās ir problēmas ar ekonomiku un bezdarbu, jo galu beigās tie būs nodokļu maksātājs Zviedrijā, kas maksās cenu par to? Paldies, Bilči kungs, lūdzu, tagad vārds jums. Tā. Thank you very much, Madam President, and uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Tā kā esmu uh, referents par eh, Sērbiju, tad eh, es atbalstu šo pārskatīto paplašināšanās metodiku, bet es domāju, ka mums vajadzētu to uztvert kā pirmo soli tālākā ceļojumā uz Eiropas nākotni. Un mums ir jānodrošina, ka mūsu Rietumbalkānu partneri saglabā ticību savai nākotnē Eiropas Savienībā. Pēd, pagājušajā nedēļā kopīgā vizītē mēs šo uh, ticību demonstrējām Belgradā, kur arī tad jūs uh, kopā ar uh, mūsu parlamentu pasājumu apmeklējāt uh, mūsu Rietumu Balkānu partnerus. Mums ir jābūt vienotiem paplašināšanās jautājumā, un tādēļ ir jāuzsāk iestāšanās sarunas ar uh, Ziemeļu Maķedoniju un Albāniju šī gada martā. Būt vienotiem paplašanāšanās jautājumā nozīmēs arī panākumus. Paldies! You, Paldies, Santoš Kunds, pusotra minūte lūdzu. Muito obrigada, senhora Presidente. A política dela. Paldies, priekšsēdētāji. Paplašināšanās politika Eiropas Savienībā ir viens no pašiem svarīgākajiem demokrātijas, tiesiskuma un miera veicināšanas elementiem. Šī jaunā piedāvātā metodika ir jauns pagrieziens šajā procesā. Uh, un Eiropadoma pagājušā gadā pierādīja to, ka mums ir nepieciešama jauna metodika ar skaidriem mērķiem un ar izlēmīgu pieeju. Un mums ir jānovērtē tas, ko ir izdarījušas kandidātu valstis. Protams, ir nepieciešamas um, valsts pārvaldes reformas, ir jānodrošina tiesiskums, pamatvērtību aizsargāšana, jā, Un mēs vienmēr, un sociāla demokrāti vienmēr par to ir runājuši, un tādēļ esam nobežījušies, eh, vai tas patiešām tiek pietiekami uzsvērt šajā jaunajā priekšlikumā. Mēs redzam, ka komisāra kungs varētu varbūt eh, uzsvērt to arvien vairāk, lai iesaistītu arī dalību valsts visā šajā procesā. Ir jāveido mehānisms, kas ļautu kandidātu valstīm iestāšanās procesā nodrošināt ekonomikas konverģenci, nepieciešamās politiskās reformas, kas ir vajadzīgas, lai turpinātu integrācijas procesu. Eh, kā referenta par Albāniju, es eh, gribu teikt, ka mēs nepiekritīsim tam, ja šī reforma tiks izmantot tikai tādēļ, lai apgrūtinātu iestāšanās procesu un to vēl vairāk paildzinātu, piemēram, Albānijas un Ziemeņmaķedonijas uh, eh, gadījumā. Un tādēļ es aicinu, lai parlaments komisija un padome strādātu kopā un rīkotos atbilstoši dotajiem solījumiem. Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto uzstāšanās laiku nākamā runātāja. Jā, beidzot, mēs bez birokrātijas runājam par paplašanāšanās procesu. Paplašināt Eiropas Savienību, tā ir politiska izvēle, un tad šāda izvēle ir arī jāizdara Eiropas Savienībai un kandidātu valstī. Apsveic Eiropas komisijas priekšlikumu, kā sieviešu progresivitāti skaidrību, kā arī vairāk atbildības. Uh, šajā paplašanāšanās procesā. Jā, šīs progress tiks īstenots, tas ir jāņem vērā, bet ja ir situācijas pasliktināšanās, arī tur ir jāizdara secinājumi. Īpaši gribu uzteikt akcentu, kas tiek liekts tieši uz tiesiskumu. Tiesiskums nav vienkārši. Um, priekšnoteikums uh, vai vienkārši kaut kāds ķeksīts uz papīra. Nē, mēs uh, Nevaram apmierināties tikai ar uh, deklarācijām par reformām, kuras ir uzrakstītas tikai uz papīra. E, svarīga ir ikdienas realitāte par to, kā tiek aizstāvēts mūsu pamatvērtības. Un noslēgumā grib mūs brīdināt. Ja Eiropas Savienība grib paplašināties, tad Eiropas Savienībai pašai sevi ir jāreformē. Mēs nevaram uzņemt jaunus dalībniekus mājā, kur ir milzīga nekārtība. Jau sen sakām, ir jārīkojas konferencē par Eiropas nākotni, ir brīnišķīgi iespēja izmantosim to. Paldies, un tagad pusotra minūte, Rivjēra kungs. Uh, Jā, paldies priekšsēdētāji. Jā, te daudz dažādas jaunas metodas, lai risinātu Rietumbalkānu valstu iestāšanos, jauna paplašanāšanās metode, kuras mērķis ir aizstāts eh, 36 eh, sadaļas ar eh, sešām, sešām tēmatiem. Eiropas komisija uzskata, ka tā ir prioritāte, bet tautas tā neuzskata Zagrebas samitā. Nu, jauna dalība valsts piedāvās uzsākt sarunas ar Ziemeņmaķedoniju Albāniju. Arī sagaidām milzīgi investīciju plānu Rietumu Balkānos komisija tādējādi sešos, sešās sadaļās, tematiskās sadaļās komisija grib organizēt iestāšanās sarunas. Negribēs, negribat runāt par terorismu, par drošību, par nelegālo imigrāciju, par norīkotiem darbiniekiem, tik daudz dažādi svarīgi jautājumi, kas paliek otrajā plānā, par dažādām uh, nodaļas metodēm. Uh, Tas tikai stiprinās komisijas pilnveres. Padome līdz šim vienprātīgi ir izteikusies par šo nodaļu noslēgšanu. Komisija līdz ar to tai būs mazāka loma paplašināšanās jautājumā. Bet ņemot vērā tos papla to paplašināšanos investīcijas, kas ir paredzētas, mums ir jāņem vērā tautas teiktais. Apvienotā karaliste ir izlēmusi izstāties, un jūs esat iznīcinājuši Eiropas projektu. Mēs nevaram pieļaut to, ka eiropeisms eh, tiek paplašināts. Mums ir jāpārtrauc paplašināšanās, mums ir jāizbeidz ar šo uh, trojas zirgu. Šobrīd jau ir delokalizēts pilnīgi viss, un mums ir jāizbeidz ar šādu ārprātīgu politiku. Paldies! Striks minūtes, vien, eh, tiks kundze vienu minūtu. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs priecājamies, ka komisija ir nākus klajā ar šo priekšlikumu, jo mēs šobrīd sagaidām no dalību valstīm, ka šī priekšlikuma pieņemšana novedīs pie sarunu uzsākšanas ar uh, Ziemeļu Maķedoniju un Albāniju. Vai komisija un prezidentūra var garantēt, ka līdz, eh, tik līdz šī metodoloģija tiks pieņemta, padom dos savu zaļo gaismu mājā. Es ceru, ka viss spiediens tiks izdarīts uz dalībvalstīm šajā jautājumā. Mēs priecājamies uz to, ka tiek uzsvērta uh, likuma vara un fleksibilitāte, kas ļauj Eiropas Savienībā efektīvāk atbalstīt kandidātu valsts jau uh, procesa laikā. Taču mums ir zināms bažas par procedūru kā tādu, jo nav uh, nepieciešams uh, pieņemt lēmumu vienbalsīgi. Tas noteikti ietekmēs uh, procesu. Kā komisija var izvairīties no tā, lai tas um, nenovestu pie um, lielākas neskaidrības un nedrošības uh, kandidātu valstīm. Un arī ir daži jautājumi no institucionālā viedokļa. Varbūt varētu izmantot uh, citu uh, tiesisko procedūru, tad, kad mēs uzsākam uh, sārunas. Vai jūs varētu sīkāk paskaidrot šos jautājumus? Paldies! Paldies! Tagad vārds Tomašiķis kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! i albanske pregovore o članstvu. ovaj je kompromis važan zato što zemlje potencijalne kandidatkinje ne bi smjele Lūdzu, uh, sāciet savu uzstāšanos vēlreiz, jo nebija pieejams tulkojums. Paplašināšanās uh, Jaunais priekšlikums nozīmē, ka mums ir jāatvieglo mm, Maķedonijas un Albānijas iestāšanās procedūra un saruna process. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo potenciālajām kandidātu valstīm nevajadzētu kļūt par upuri mūsu uh, iekšējās, uh, iekšējos strīdos. Jo īpaši, kas attiecas uz sankcijām un uh, sarunu pārtraukšanu, uh, gadījumā, eh, ja netiek izpildīt nepieciešamie kritēriji. Iestāšanās Eiropas Savienībā ir ļoti ilgs eh, process, un eh, kandidātu valsts saskars ar milzīgiem izaicinājumiem. Mums ir jābūt saprotošiem, bet arī mums ir jābūt konsekventiem, uzstājot, ka kritērija ir jāizpilda, un vienādi noteikumi ir jāpiemēro visiem. Tas ir vienīgais veids, kā Eiropas Savienība var saglabāt savu ticamību un arī turpmāk būt uh, uh, vēlams mērķis visām tām valstīm, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Lielas paldies! Paldies, un tagad vārds Afkā kundzei uz vienu minūti. Priekšsētāji, komisārkungs, apsveicu pagājušajā nedēļā jūs iepazīstināt ar jaunu metodoloģiju paplašanāšanās uh, procedūrai, lai kandidātu valstis varētu uzsākt sarunas Un uh, reakcija gan no dalībvalstīm, gan no Rietumbalkānu valstīm ir pozitīva. Jūsu darbs būs ārkārtīgi svarīgs, lai šīs sarunas netiktu bloķētas. Es priecājos par diviem galvenajiem konceptiem - ticamība un politiskā pārvaldība. Rietumbalkāniem ir nepieciešama ticama iespēja iestāties Eiropas Savienībā balstoties uz um, iepriekšējo pieredzi. Uh, Un kandidātu valstīm ir jāpierāda, ka tās ir gatavas iestāties Eiropas Savienībā un uh, gatavas īstenot nepieciešamās ekonomikas, uh, ekonomiskās un citas reformas un ievērot mūsu rekomendācijas, kā uh, līdz referente šajā jautājumā Un tieši ievēlēta uh, pilsoņu pārstāve, es ceru, ka turpmāk arvien vairāk Eiropas parlaments tiks iesaistīts pirms iestāšanās procesā un tiks ņemtas vērā Eiropas parlamenta rezolūcijas. Rezolūcijas, kas tika pieņemtas ar vairākumu atbalstu šajā parlamentā, uh, domā par to, kā panākt progresu sarunās uh, par iestāšanos. Uh, Mums ir jācenšas integrēt pēc iespējas labāk šīs kandidātu valsts Eiropas institūcijās, un mēs ceram, ka nepieciešamie kriteriji tiks ievērot. Lielas paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Eh, protams, ka runāšanas laiks ir ļoti ierobežots un eh, nebūs iespēja izteikties visiem brīvā mikrofona procedūras ietveros. Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku, un tagad nākamais runātājs Šīderkungs. Dankeschön. Paldies, priekšsēdētāji. Balkāni ir Eiropas daļa, un, m, mm, protams, ir zināmas atšķirības, bet lielākoties mēs runājam par to, ka mums ir līdzīga domāšana. Cevišķi tas ir saistīts ar jauniešiem šajā reģionā, kas vēlas būt Eiropas daļa. Līdz ar to mums ir nepieciešams veicināt un atbalstīt reformas. Un tieši tādēļ pārskatītā metodika, kas šodien tiek apspriesta, ir ļoti pozitīvi. Uh, Tiek runāts par minoritāšu tiesībām, par tiesiskumu, par mēdīju brīvību, par uh, tīru pārvaldību, par uh, demokrātisko dem uh, valsts uh, vadīšanu, un visi šie aspekti ir ļoti pareizi arī Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienībā tiktu ievērots tiesiskums. Jābūt arī tiesu sistēmas neatkarībai, Un ja mēs to visu panāksim, tad mēs tiešām varēsim ar labu, uh, labiem rezultātiem iet uz priekšu. Esmu gandarīts par jaunu metodi, jo šī metode ir strukturēta un ļauj uh, darboties un uh, Runājot arī par padomas lēmumiem, šeit ir iespējams, iespējams panākt zaļo gaismu, sevišķi runājot par sarunām ar Ziemeļu Maķedoniju un varam arī uzsākt un turpināt sarunas ar Albāniju, un tas būtu vislabākā zīme, kas Balkāniem ir vajadzīga. Paldies! Lielas paldies! Austrevičus kungs, jums ir viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Cienījamie kolēģi, Eiropas Savienības paplašināšanas politika ir viena no vislabākajām uh, politikām, kas ir mūsu rīcībā. Jā, pārskatītā metodika varēs uh, uzlabot uh, pievienošanās process, tad tā būs bijusi tā vērta. Taču runa jau nav tikai par gudru metodiku, bet par patiesu politisko gribu no Eiropas Savienības puses. Ir skaidrs, ka mēs vēlamies paplašināt savu Eiropas saimi, un mēs vēlamies, lai tie, kas atbilst kritērijiem, varētu uh, iekļauties mūsu saimē. Mums ir nepieciešams nodrošināt procesa integritāti, un pret visiem kandidātiem jāizturās vienādi. Turklāt kandidātu valstīm ir nepieciešams nodrošināt savu iestāju ar patiesu kvalitatīvu darbu, nevis ar kādām īpašām atlaidēm. Ja mēs to visu izdarīsim, tad mūsu kaimiņu valstis kļūs par Eiropas Savienības saimnes daļu. Uh, Un šim procesam jābūt imunam pret politiskām manipulācijām. Paldies! Festa kungs, viena minūte, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Kāpēc Briti ir pametuši Eiropas Savienību? Tāpēc, ka viņi gribēja paši valdīt savā valstī. Bet šeit, Eiropas Savienībā, mēs atkal un atkal redzam, ka tiek pārkāpta apņemšanās, un tā bija apņemšanās veicināt uh, uh, Eiropas Savienības iedzīvotāju labklājību. Un mēs redzam, ka cevišķi jaunieša vidū bezdarbs arvien pieaug. Arī tehnoloģiski mums neiet tik veiksmīgi, arī uh, produktivitāte nav pozitīva. Un tāpēc arī daudzi Eiropieši ir nobežējušies. Bet no tā visa uh, mēs nemācāmies it kā uh, mēs no Brexita nevēlamies mācīties. Un tagad mēs vēlamies Balkānu valstis iesaistīt protams, visas valsts ir caurskatāmības indeksa, un varam teikt, ka visas valstis ir ļoti korumpētas. Un visas valstis mēģina kaut ko saņemt no Eiropas Savienības iedzīvotāju kabatas. Būs tagad jaunas valstis, kas centīsies arī izmantot šo budžetu, bet, manuprāt, vispirms jārisina ekonomiskās problēmas, tad jārunā par paplašināšanu. Paldies! Un tagad Šāda maza kundze, viena minūte jums. Lūdzu. Nē, piedodiet, vispirms Mandla kungs. Tagad aicinu jūs uz vienu minūti, Mandla kungs. Pādējais priekšsēdētāja komisāra kungs. Mēs esam zaudējuši Lielbritāniju un Ziemeļīriju, un tas pavājina Eiropu. Mums ir jādara viss, lai mēs nezaudētu Rietumu Balkānus. Rietumu Balkāni vēl nav dalību valstu vidū, bet eh, tās ir Eiropas valsts ar Eiropas identitāti. Jaunā paplašināšanās metodika un iestājas metodika, varētu teikt, ir papildu mājas darbs. Tas ir papildu mājas darbs nelielam eh, dalībvalstu skaitam, minoritāte padomē, kas mūs visus pārsteidza, bloķējot paplašināšanās procesu. Protams, šīm sešām valstīm ir jāstrādā, ir nepieciešams pa labāk palīdzēt viena otrai, jācīnās ar korupciju, taču sarunām ar mm, Ziemeļmaķedoniju un Albāniju jāsākās pēc iespējas ātrāk, pat pirms vēlēšanu uh, laika Ziemeļmaķedonija Serbijā ir tā problēma, ka tā joprojām nav atzinusi Kosovu, un savukārt Kosovai ir nepieciešams risināt jautājumu ar uh, preču plūsmu no Serbijas. Mums ir nepieciešams palīdzēt šīm valstīm, un mēs varam to visu panākt, ja mēs turpināsim pastiprināt strādāt pie paplašināšanas, un es domāju, ka komisijas priekšredātāja Fonterlainas kundze ir apņēmusies to darīt. Mēs varam šo metodiku izmantot. Paldies! Un tagad. Viena minūte ir šāda maza kundzei. Paldies, priekšsēdētā kungs. Es vēlos pirmām kārtām uzteikt Eiropas komisiju par pasākumiem, kas tagad ir pārskatīti attiecībā uz paplašināšanās stratēģiju. Esmu ļoti gandarīta, ka jūs uzklausījāt bažas, kas tika paustas par šī brīža spēkā esošu stratēģiju ir ļoti svarīgi koncentrēties uz kandidātu valstīm, uz tām valstīm, kas uh, atbilst tiesiskuma principiem. Ir jau redzēts, ka tas ir ļoti svarīgi jāuzsāk sarunas, un, bet pirms uh, visi darbi padarīti, valsts nedrīkst kļūt par dalību valsti. Tagad nepieciešamības, var, eh, nepieciešamības gadījumā mēs varēsim vai nu apturēt uz laiku, vai nu apturēt pavisam iestāšanās sarunas, un tas ir ļoti pozitīvi, jo šādas pārmaiņas ļaus vajadzības gadījumā ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju uzsākt sarunas. Grašela kungs, vien minūte. Spoštovani, predlog metodologije posebja vse slabo priekšsēdētājs kundze, priekšlikums par metodoloģiju ietver uh, gan priekšlikumus, gan trūkumus. Šis priekšlikums pastiprina Eiropas Savienību, pastiprina to reformas, bet uh, arī mm, uh, atvieglo reformas, ja dalībvalstis tam piekrīt, un to atbalstīs pilsoņi Eiropas nākotnes konferences ietvaros, bet tas ir arī kompromiss. Tā to jūt dažas dalībvalsts. Tajā pašā laikā eh, te akcents ir uz Rietumu Balkāniem. Tādējādi ir lielāka ticamība un paredzamība visām iesaistītajām pusēm procesā. Gan pilsoņiem, gan kandidātu valstīm un to pilsoņiem. Eh, šis eh, paplašināšanās process ir eh, jaunā satverā, kas palīdzēs labāk uzraudzīt progresu un arī mm, to atalgot Kandidātu valstīm būs paredzams eh, satvars attiecībā uz tuvināšanos, tajā pašā laikā būs striktas prasības un būs reāli iespēja arī izpildīt kandidātu valstīm eh, visas prasības labākā veidā, pat kā dažām dalību valstīm. Paldies! Eh, tagad Kubiļus kungs vienu minūte. Komisāra kungs, priekšsēdētājs kundze. Ir skaidrs, ka šeit vairākums uzskata, ka paplašināšanās līdz šim ir bijusi viena no sekmīgākajām mēs politikām, kas eh, veicināja demokrātijas eh, miera, labklājības paplašināšanu eh, Eiropā. Un tas joprojām būs pamats arī, lai veicinātu reformas kandidātu valstīm. Tāpēc komisijas piedāvājums jums komisijas paziņojumā, manuprāt, ir ļoti svarīgs strateģisks solis uz priekšu, kas eh, pašu procesa padara visu pirms ticamāku. Protams, ticamība visu pirms atkarīga eh, no eh, spējas reformēties šajās valstīs, bet tā ir atkarīga arī no ES dalību valstu atbildības. Viss process nevar būt atkarīgs no uh, Nu, vienas Eiropas Savienības valsts, kas varētu nobloķēt visu procesu bez nopietniem argumentiem. Kvalificētam vairākumu balsojumam būtu jābūt kā noteikumam. Tādējādi process būtu ticamāks. Komisāra kungs, esmu pilnīgi pārliecināts, ka uh, būs uh, jūsu pūliņiem ticams un spēcīgs atbalsts šajā parlamentā. Paldies, tagad uh, Delī kungs, viena minūte. Priekšsēdētāji, visu pirms Man ir jāuzteic ātrs eh, darbs, kas notika komisijā un arī Varhelī kunga darbs. Šis gads būs ļoti būtisks paplašināšanas politikā. Ja viss noritēs veiksmīgi, tad viena valsts eh, būs gatava līdz 2025. gadam pilnībā iestāties. Ja mēs paraugāmies uz Rietumu, Balkāniem un uh, dalību valstīm, tad ir visai pozitīva attieksme no abām pusēm. Tā ir laba zīme. Jaunais priekšlikums var padarīt piesvienošanās sarunas politiskākas, bet arī efektīvākas. Jo īpaši temat, pateicoties tematiskajiem klasteriem, kas noteikti palīdzēs ātrāk atvērt eh, sadaļas, un ja sadaļa novērs, eh, noslēgta, tad arī būs iespējams uh, sajusta taustāmus labumus pateicoties fondiem. Es arī uzsaku, vēlos uzteikt mm, šo redzamību. Serbija ir ļoti labi pavirzījusies uz priekšu. Klaster mehānisms var eh, būtiski pātrināt procesu, vēlu jums eh, panākumus, varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Paldies! Paldies, tādējādi noslēdzam runātāju sarakstu. Tagad brīvais mikrofons. Nedošu vairāk par vienu minūti runas laika. Sokolkungs. Hvala, go, hvala gospođo podpredsednice. Paldies. Es eh, atzinīgi vērtēju šo priekšlikumu. Mēs visi zinām, ka uh, šis reģions ir ļoti svarīgs. Pietiek paraudzīties uz eh, kārti, lai redzētu, ka šis ir vienīgais reģions, kas nav integrēts Eiropas Savienībā. Uh, Pārējās kaimiņu valstis ir ES dalību valstis. Tur ir daudz politiskās intereses - Turcija, Krievija, citas svarīgas interesētās pušas. Un šajā saistībā Eiropas perspektīva šīm valstīm ir ļoti svarīga, jo tā pastiprina Eiropas Savienību un arī šīs valstis. Protams, tas nenozīmē, ka tām ir jāpievienojas Eiropas Savienībai bez kādiem noteikumiem. Nosacījumi ir nepieciešami. Uh, Un uh, ir tiešām jāņem vērā tas, lai valdības būtu pro-eiropeiskas un parāda darbos to, ko dara, nevis ka tikai veids kosmētikus uh, koriģējumus. Es uh, atzinīgi vērtēju ticamību, kas ir jaunais akcents šajā priekšlikumā, jo es ticu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi dalību valstīm un arī Eiropas Savienībai. Priekšsēdētāju pārtrauc runātāju. Tagad viena minūte Borglēza kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Pēc uh, oktobrī pieļautās kļūdas, kad padomu nobloķēja paplašināšanās procesu, priekšlikums pārskatītāja metodoloģija ir loģisks komisijas solis. Diemžēl mēs joprojām redzam no augšas uz apakšu pieju, kur tiek saglabāta pastāvošā politiskā elite, kas reizēm ir daļa no problēmas, eh, nevis risinājuma. Uh, un netiek pietiekama uzmanība pievērsta pilsoņiem un pilsoniskai sabiedrībai. Lielāka dalību valstu loma nozīmētu arī lielāku atbildību, un drīz valsts varēs parādīt savu nopietno attieksmi Balkānu samitā. Es ceru, ka tās neizmantos pievienošanās procesu, lai turpinātu savas iekšējās politiskās intereses. Eiropas Savienībai nevajadzētu zaudēt savu mm, ticamību mm, tai te vajadzētu ņemt vērā arī tiesiskumu, ja tas tiek prasīts, un vajag cauradzamu procesu pilnīgi visām pusēm. Paldies, tagad Fleko kungs. Komisāra kungs. Paplašināšanās politika ir viena no Eiropas Savienības fundamentālām politikām. Nevar paplašināties, ja nav progresa. Un, ja nav paplašināšanās, tad beigās notiek sabrukums. Tāpēc es pilnībā atbalstu Ziemeļmaķedonijas un Albānijas Eiropas centienus. Es ceru, ka tās saņem zaļo gaismu vēl pirms samita Zagrebā un lai tās varētu doties e, pretī Eiropai. Es domāju, ka šīs valstis, tāpat kā citas, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, ir jāpieņem. Tās ir jāatbalsta centienos veikt reformas. Mums ir spēcīgi tas jāatbalsta, jo tādējādi mēs varam garantēt ne tikai mieru Rietumu Balkānos, bet arī visā Eiropā. Tam nav nekādas alternatīvas. Tagad Volis kungs viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Es ticu, ka Eiropas Savienībai jābūt pielaidīgākai, ne tik daudz nosodīt tās valstis, kas vēlas pievienoties Un ir mm, vēl lietas, kas ir uzlabojamas šajās valstīs, bet mm, tāpat uzlabojumi būtu nepieciešami arī mūsu pašu valstīs, piemēram, korupcija, kas mm, arī ir aktuāla, ko mēs kritizējam, bet mēs esam mazāk kritiski, kad korupcija notiek uh, pašu dalību valstīs eh, uzņēmēju darbībā. Minēšu piemēru īrijā, piemēram, um, mums bija arī gadījums ar banku un ko beigās izdevās atrasināt, bet principā mums ir jābūt konsekventākiem tajā, kā tad mēs attiecamies pret šīm jaunajām valstīm, kas vēlas pievienoties. Paldies, Pasesku kungs, viena minūte. Paldies! Apsveicu komisāru kungu. Apsveicu ar jauno metodi, lai sagatavotu Eiropas Savienību uzņemot eh, jaunās dalībvalstis. Es domāju, tas būs tagad paredzamāks process. To visu ņemot vērā, es vēlētos izteikt komentāru. Galvenais jautājums šo valstu sakarā ir eh, tiesiskuma ievērošana, pirms tās kļūst par Eiropas Savienības dalību valstīm. Tāpat uh, tām tiek prasīta uh, tirgus ekonomika, konkurētspējīgs tirgus, kas spēj darboties. Un šī iemesla dēļ korupcija ir redzama. Mūsu pieredze ļauj teikt, ka nevar veikt milzu privatizācijas, kamēr nav solīts tiesiskums, kamēr nav uh, tiesas, kas spēj uzraudzīt privatizācijas procesus. Paldies! Paldies, tev, Haišelkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Jā, Maķedonija ir nomainījusi valsts nosaukumu, lai iepriecinātu Eiropas Savienību, taču par spīti visam nav uzsākt sarunas ar šo valsti, jo Francijas prezidents kopā ar Dāniju bloķēja šīs sarunas. Es domāju, ka tas bija ļoti nepareizs signāls, tāpēc es priecājos par Eiropas komisijas uh, iniciatīvu, kas vismaz daļēji atjaunos mūsu ticamību kā uh, starptautiska spēlētāja uh, ticamību, kas ļauj dalībvalstīm kļūt par patiesām, pilntiesīgām Kandidāti valstīm kļūt par patiesām pilntiesīgām dalībvalstīm pēc tam, kad izpildīti visi kritēriji. Jaunā metodoloģija ļaus padarīt kritēriju dinamiskāku, padarīs procesu caurskatāmāku, un dalībvalsts arī, lab, kandidātu valsts arī labāk sapratīs, kas tām jādara, lai tās nebūtu uh, pārsteigts, kā piemēram pagājušā gada oktobrī, kad tās sagaidīja, ka sarunas tiks uzsāktas. Paldies! Paldies! Tagad vārds nākamajam runātājam. Thank you, Commissioner. Welcome to the Parliament. Paldies, priekšsēdētājs, sveic, eh, komisāru, sveicu jūs uh, parlamentā. Es priecājos par jūsu jauno metodoloģiju un priecājos par to, ka vairāk kārt jūs piedāvājat ob objektīvas kritērijas, lai izvērtētu tiesiskumu pirms iestēšanās valstīs. Man ir jautājums, vai šo kritēriju nevarētu izmantot, lai izvērtētu jau esošās dalībvalsts. Es zinu, ka e, daudz no jūsu kolēģiem jau strādā pie šī projekta. Diemžēl Ungārijas tieslietu ministrs Eiroņos paziņoja, ka nav šādu objektīvu kritēriju, lai izvērtētu tiesiskumu, bet varbūt jūs varētu sazināties ar Ungārijas pārstāvi un apspriest šo jautājumu. Man būtu daži jautājumi, kas notiktu, ja esošās dalību valsts uh, neizpildītu visus šos kritērijus salīdzinot ar kandidātu valstīm, un vai jums ir priekšlikums, kā nodrošināt tiesiskumu dalībvalstīs tad, kad tās ir iestājušās Eiropas Savienībā, lai ne, nu, netiktu spērti soļi atpakaļ demokrātijas ziņā? Paldies, paldies, un tagad vārds uz vienu minūtu delīkundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka tas ir nedaudz ironiski, ka mums ir e, šāds diskusijas tikai nedēļa pēc tam, kad no Eiropas Savienības ir izstājusies liela dalībās. Es domāju, ka jāsaka taisnība. Mēs zinām, ka tiesiskums un pamatiesības ir viens no kritērijiem. Mēs zinām, ka dažas valsts nepārtraukti pārkāp šos noteikumus. Un mēs nedrīkstam pieļaut šādu neoliberālu ideoloģiju Eiropas Savienībā. Es nedomāju, ka no tā iegūs Albānijas vai Maķedonijas iedzīvotāji, un es nedomāju, ka no tā iegūs, piemēram, īrijas iedzīvotāji. Patiesībā šī neoliberālā politika ir novedusi uh, pie uh, šī Brexit, un šī iemesla dēļ arī tik daudz cilvēki īrijā uh, Eh, nobalsoja tā, kā viņi nobalsoja, proti vēršoties pret neoliberālismu. Runātāji tiek pārtraukt. Paldies. Un tagad vārds uz vienu minūtu izdevēs kungam. Lielas paldies. Paldies eh, arī komisāru kungam par prezentāciju. Man nav iebildumu. Uh, Eh, pret jauno metodoloģiju. Man tā liekas eh, labi izstrādāt. Tāpat pievienojos vairākumu viedoklim parlamentā, ka mums vajadzētu jau dot zaļo gaismu uh, pievienošanās procesam. To atvērt Albānijai un Ziemeļa Maķedonijai jau iepriekš minēto iemeslu dēļ, bet es uzskatu arī, ka ir svarīgi paturēt prātā, mm, un e, tas neizskanēja ne debatēs, ne prezentācijā, e, šī konstitucionālā mm, e, dimensija. Mēs nevaram veikt paplašināšanu, ja mēs nepadziļinām savu politisko savienību. Tas nozīmē to, ka mēs nevaram turpināt eh, pieņemot eh, lēmumus par svarīgām lietām, kā piemēram ārlietēm, ar vienbalsības principu padomē. Mums, eh, nevajad, mēs, mums nu nevajadzēja to darīt ar 27 valstīm, nedz arī 29, 30 vai vairāk. Speaker, Un visbeidzot, Juvērs Kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs visi runājam vienu un to pašu. Cik svarīgi ir īstenot reformas? Eiropas Savienībā ir jāīsteno reformas un visiem citiem ir jā, ir jāīsteno reformas. Bez reformām šai, šim paplašināšanās procesam nebūs nekādas jēgas, bet jāsaprot arī, ka paplašināšanos daži izmanto ļaunprātīgi. Un varbūt esmu naiva, bet es tik tiešām ceru, ka ar šo pārskatīto metodoloģiju uh, lietas mainīsies. Uh, Es domāju, ka tik tiešām ir jāizpilda visi priekšnoteikumi un ir jāuzsāk sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Es vispirms vēlos redzēt, kā šī jaunā metodoloģija darbosies praksē, un tikai tad es varēšu uh, to uzteikt. Mēs nevaram tikai un vienīgi pieprasīt un nedot neko pretī, un šī kļūda oktobrī ar to jau pilnīgi pietika. Paldies, paldies, un tagad vārds komisāram Barhelikungam, lai atbildētu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlos pateikties parlamentam par šīm debatēm. Paldies arī par jūsu atbalstu Rietumbalkānu valstīm. Es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvs signāls, kas ir jānosūts eh, reģionam. Ir skaidrs no šīm debatēm, ka jūs visi vēlaties, lai Rietumbalkāniem būtu ticama eh, perspektīva nākotnē iestāties Eiropas Savienībā. Saņēmu vairākus jautājumus par jauno metodoloģiju kā tādu, bet arī par to, kā tā ir sasaistīta ar iespējamo sarunu uzsākšanu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Vispirms, protams, jaunā metodoloģija tiek piedāvāta, lai pieļautu uzsākt sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju, un tāpēc, kā jau es teicu, tā ir daļa no plašākas eh, stratēģijas, lai varētu uzsākt pirms iestāšanās sarunas. Kad izstrādājām jaunās metodoloģijas struktūru, bija pilnīgi skaidrs, ka nav jaunu priekšnoteikumu. Es dzirdēju daudz jautājumus par šo. Mēs joprojām balstamies uz Kopenhāgenes kritērijiem, un tie paliek nemainīgi. Tie paliek nemainīgi, un tie tiks uh, labāk nostiprināti iekļaujošāk un efektīvāk, lai nodrošinātu labāku dalībvalstu līdzdalību, bet arī sabiedrības līdzdalību. Tātad šis process joprojām būs balstīts uz rezultātiem. Ja būs rezultāti, tad būs jābūt arī solim uz priekšu no mūsu puses, bet arī, ja tiks spērta soļa atpakaļ, mums būs attiecīgi jārīkojās, lai uh, spērtu soļus atpakaļ šajā procesā. Visas metodoloģijas pamatā ir ideja strādāt labāk, pēc būtības, efektīvāk un atklātāk. Saņēma arī jautājumu par to, kā ir iespējams uzsākt sarunas. Deputāts, kas to uzdeva, vairs nav klāt zālē, tātad kā ir iespējams uzsākt sarunas ar kandidātu valstīm, kurās ir tik augsti bezdarba rādītāji. Nu, tieši tāpēc mums ir šis uh, uh, trešais elements - Zagrebas pakotne, ekonomiskās attīstības pakotne, jo mēs vēlamies veicināt izaugsmu un darba vietu radīšanu, lai cilvēkiem būtu darba vietas un lai viņi varētu veicināt ekonomiku, kas būtu arī izturīga visam reģionam. Paldies! Liels paldies, eh, komisārkungs un kolēģi! Šīs debats ir noslēgušās un tagad atstāšu sēdes vadību nākamā vicepriekšsēdētāja rokās. Boa noite, vamos prosseguir com os nossos trabalhos e segue-se na ordem do dia. Labvakar! Tagad sāksim izskatīt nākamo jautājumu, kas ir jautājums, uz kur jāatbild mutiski par automatizētu lēmumu pieņemšanas procesiem, patērētā aizsardzības un preču un pakalpojumu brīvas aprits nodrošināšanu. Jūs zinat, ka ir iespējams izmantot zilās kartītes un arī pieteikties uz brīvā mikrofona procedūru zilās kartītes un, ja iespējams, pieteikties elektroniski un paceļot kartīti. Tātad vispirms es došu vārdu mūsu kolēģei Desatars kundzei uz piecām minūtēm lūdzu. Mr. President, Um, tie... Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, kolēģi. Iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komitejas eh, komiteja, eh, ko, komiteja ir izveidojusi pāris jautājumus, kas būtu nepieciešams uh, apspriest runājot par mākslīgo intelektu Eiropas komisijas iniciatīvā, ko ir paredzēts uh, prezentēt komis, uh, šeit parlamentā no komisijas puses nākamnedēļ. Mūsu komiteja ārkārtīgi svarīga, lai jebkurā turpmākajā iniciatīvā uh, nākotnē mēs ne tikai nodrošinātu mākslīga intelekta uh, brīvo aprite, bet lai arī jaunu produktu un pakalpojumu brīvā aprite arī, lai tiktu nodrošināta, ņemot vērā to, ka šeit mēs runājam par burtiski visiem iekšējā tirgu sektoriem, mēs šeit redzam, ka mākslīga intelekta tehnoloģijas arvien attīstās un patērētājiem katru dienu ir jāsaskarās ar sistēmām, kas izmanto uh, automatizētos lēmumu pieņemšanas procesus. Uh, Un tad, kā tas ir ar visām jaunajām tehnoloģijām, tā ir iespēja, taču arī izaicinājums. Mākslīgais intelekts un automatizētā lēmuma pieņemšana ir mm, e, tehnoloģijas ar lielu potenciālu tehnoloģiju un uh, pakalpojumu jomā. Tā pašā laikā rodas arī zināmi izaicinājumi. Pirmām kārtām uh, pakāpojumi un preces, kas izmanto MI un automatizētos eh, procesus, var eh, radīt tādu risku, ka patērētāji var tikt maldināti, diskriminēti vai pat pret tiem nodarīt skaitējums, piemēram, saistībā ar diferencētām cenām vai automatizētiem profesionāliem pakāpojumiem. Te ir arī aspekti, eh, kas ir saistīti ar būtisku procesu automatizāciju. Un, ja netiek nodrošināta labu speciālistu uzraudzību, bet tad šie lēmumi var tikt pieņemti nepamatoti. Uh, var gadīties tā, ka ļoti būtiski lēmumi finansiālā jomā, piemēram, šie lēmumi netiek pieņemti iesaistot cilvēkus, vai galu galā cilvēki būs atbildīgi par automatizēto lēmumu pieņemšanas procesu rezultātiem. Tāpēc arī pirmais jautājums, kā komisija plāno nodrošināt to, lai patērētāji tiktu aizsargāti pret uh, riskiem un pret negodīgo komercpraksi, ja e, automatizētā lēmuma pieņemšana tiek izmantota profesionālo pakalpojumu jomā. Nākamais aspekts ir produktu drošuma un atbildības regulējums, un vai uz tiem attiecās arī MI aspekti, vai, piemēram, tādi juridiskie nosacījumi, vai tie visi adekvāti iekļauj visus tos gadījumus, kad kaitējums tiek nodarīts, ja produktu uh, rašanās ir saistīta ar automatizētiem lēmumiem. Mums ir nepieciešams pārliecināties, ka uzņēmumi un patērētāji nekļūst par upuriem šādiem automatizētiem lēmumiem, un tad ir iespēja nodrošināt tiešām brīvu apriti iekšējā tirgu. Tāpēc arī otrais jautājums - kādas iniciatīvas mēs varam sagaidīt no komisijas, lai varētu nodrošināt to, ka Eiropas Savienības produktu drošuma ietvars darbojas. Runājot par kompetentām iestādēm, tām ir nepieciešams izvērtēt, vai šādu lēmumu pieņemšanā ir adekvāta un kvalitatīva, jo bieži vien gan kompetentām iestādēm, gan arī patērētājiem nav plašas informācijas par to, kā lēmumi tika pieņemti, un tāpēc arī kā komisija plāno nodrošināt caurskatāmību. Vēl viens aspekts ir dati, dati, kas ir iegūti nelikumīgi, kā komisija plāno risināt tādu regulējumu īstenošanu, kā piemēram datu aizsardzības regulējums, un kā uh, net kā tiks nodrošināts tas, lai netiktu radīti nevajadzīgi šķēršļi. Šeit ir nepieciešams nodrošināt privātumu, un privātums ir pāri visam. Tāpēc arī man ir jautājums, kā komisija plāno nodrošināt to, ka tikai augstās kvalitātes un uh, objektīvi datu kopumi tiek izmantot automatizētajos lēmumos. Jā, protams, automatizētajiem lēmumiem ir liels potenciāls iekšējā tirgu un ikdienā, taču rodas uh, jauni riski un pagaidām nezināmi riski. Ir nepieciešams šiem riskiem staties, stāties pretī jau tagad, laicīgi, jo tas būs nepieciešams, lai mūsu patērētāji varētu pieņemt šīs jaunās tehnoloģijas. Jau tagad vēlos pateikties par jūsu atbildēm uz šiem jautājumiem, kas tiešām ir aktuāli un ļoti svarīgi mūsu patērētājiem. Es un arī visa uh, patērētāja aizsardzības komiteja, mēs uh, gaidam jūsu stratēģiju. Paldies! Paldies! Lielas paldies, kolēģi! Es vēlētos uh, sveikt uh, komisāru kungu Tjeriju Bretonu. Jā. Merci monsieur le président. Paldies priekšsēdētāji, paldies eh, Desuters kundzei par jautājumu. Tas pat ir vairāk kā jautājums, tas aptver visu redzējumu, pie kura mēs strādājam jau vairāku nedēļu garumā, pat jau vairākus mēnešus komisijā eh, par jūsu uzdotajiem jautājumiem, jo īpaši arī uh, izrietošajām tēmām, eh, kas eh, saistās ar mākslīgo intelektu, eh, datiem, digitālajā ekonomikā, kas maina mūsu iekšējo tirgu. Jūsu uzdotais jautājums principā liek mums prātot, kā šī revolūcija vai evolūcija mainīs patērētāju ieradumus nu, un arī ļaus mums, pie kā mēs arī strādājam, konsolidēt mūsu iekšējo tirgu. Nu, tāpēc atslēgas vārds, kas visu laiku parādījās jūsu teiktajā, bija radīt uzticamības gaisotni. Nu, tiesa, ka ir neusticamība pret mākslīgo intelektu mūsu līdzpilsoņi. Uzdod jautājumus, kas ir leģitīmi. Mēs esam šeit, lai sniegtu efektīvas atbildes, un to ņemot vērā, arī jūs atgādinājāt, ka komisija 19. februārī nāks klajā ar balto grāmatu. Uh, Un tā būs kā mērķtiecīgas konsultācijas, kurā mēs paudīsim savu pozīciju. Tā būs arī iespēja turpināt debats, kas mums ir šovakar, tās turpināt, jūs uzklausot, ikvienu no jums, un arī cenšoties rast risinājumus visiem kopā, ņemot vērā šo uh, attīstību, kas ir ļoti būtiska un kas iezīmē mūsu laikmetu. Vispirms, protams, ir runa par to, ka ir jānosprauž skaidri noteikumi mākslīgā intelekta attīstībai Eiropai. No otras puses arī ir jāpanāk tas, lai šie noteikumi ļautu veicināt Eiropas mākslīgā intelekta industriju. Daudz esam strādājuši ar kolēģiem kolēģijā pēdējās nedēļās. Nu, mums tiešām visiem kopīgi ir jāuzdod jautājums, jūs to nu pat atgādinājāt, protams, par algoritmiem, kad runājam par mākslīgo intelektu, bet arī par datiem, jo arī dati ir tie, kas ir sava veida dagviela, kas caur eh, noteiktiem algoritmiem ļaus izstrādāt precīzas lietojuma programmas, kas mm, parādīsies mūsu pilsoņu dzīvēs. Un tad no interese, kādu vēršam eh, pret datiem ar pievienoto vērtību, tā būs, eh, tai būs ļoti būtiska loma. Un vēl mm, atgādinot dažus no jautājumiem, un uz tiem atbildot, mēs nesākam no baltas lapas. Daudz kas jau ir ticis darīts, leģislatīvais darbs eh, šajā parlamentā, protams, visu pirms likumdošanu patērētāja aizsardzības jomā. Tā aptver arī eh, komercpraksi, jūs uz to atsaucāties, eh, atsaucāties uz tātad automatizētu lēmumu pieņemšanu, mm, kas var tikt piesaukta, ja notiek diskriminācija. Tāpat arī uh, tiesību akti liek profesionāļiem sniegt informāciju patērētājiem tad, ja cena tiek personīgi noteikta balstoties uz automatizētu lēmumu. Arī atgādināšu vispārējo datu aizsardzības regulu, kas daudz tiek piesaukt, un tur ir prasīts veikt ietekmes novērtējumu tad, ja personas dati var radīt augstu risku uh, attiecībā uz personu brīvībām. Tad ir vēl arī citas prasības, kas tiek piemērotas automātiskajos lēmumos, piemēram, kad um, uh, tiek uh, pieņemti cilvēki darbā, protams, uh, jāraugās, lai nebūtu diskriminācijas, jāraugās, kā šie algoritmi darbojās, lai tiktu integrētas Eiropas vērtības, kas mums ir tik būtiskas. Uh, šajos algoritmos, un tad arī viss, kas attiecas uz cilvēka iesaisti, kurai jāļauj mums arī apstrīdēt, ja tas nepieciešams, kādu lēmumu, vai arī tad pilsoņiem apstrīdēt tādu lēmumu, ja viņiem liekas, ka tas ir nepieciešams. Attie, atgādināšu platformu to business, kas tika pieņemts un kur ir prasīta cauradzamība šām cauradzamībām Uh, sistēmām tiešsaistē. Nu, daudz kas ir darīts, bet ir jāiet uz priekšu. Man jāteic, ka mēs arī izmantosim uh, visu uh, iepriekš minēto, domāsim arī par direktīvas pieņemšanu, par vispārējo produktu drošumu, direktīvu par mašīnām, iekārtām un radioelektriskajām iekārtām, tāpat arī uh, automobīļu sektorā. Tas būs ļoti svarīgs sektors mākslīgā intelekta jomā, kad jāpieņem automatizēta lēmuma likumdevējs. Jūs jau zināt, ir uzdevis komisijai uh, lemt par uh, automātisko automobīļu eh, apstiprināšanu. Tāpat būs arī jāsniedz zinām precizējumi direktīvā par vispārējo atbildību produktu ziņā, ņemot vērā jaunās attīstības formas un aprites ekonomiku. Jūs zināt, ka tiek gatavots arī akts par uh, um, digitālajiem pakalpojumiem, pie kuriem mēs strādājam. Tas mums ļaus rūpīgāk izvērtēt virkni algoritmu veidotu procesu, kā piemēram rekomendācijas, moderāciju un vēl ļoti plaši apspriestu tematu parlamentā reklāmu tiešsaistē. Vēl viens aspekts par profesionāliem pakalpojumiem. Ekspertīzē jābalstās ne tikai uz tradicionālajām kvalifikācijām, bet arī sava veida uh, Eh, kombinācijām, kur no vienas puses ir informācijas tehnoloģijas, zināšanas un ekspertīze katrā sektorā. Vēlētos jums norādīt, ka Baltā grāmata, pie kuras mēs eh, strādājam un strādāsim 4. Eh, ceturksnī, mm, parādīsies. Un, protams, še, ņemot vērā šo perspektīvu, mēs ceram arī, ka varēsim strādāt kopā ar jums. Es zinu, ka daudz no jums uh, parlamenta deputāti un deputāts jau vairākus mēnešus, varbūt pat gadus strādā pie šiem jautājumiem. Mums tas, jo īpaši man tas ir ļoti bagātinoši, un Baltā grāmata būs kā platforma, lai turpinātu šīs diskusijas. Lielas paldies! Obrigado. Lielas paldies, komisāra kungs! Tagad došu vārdu runātāju sarakstā iekļautajiem. Pirmais uzstāsies arī Sečeverija kungs. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Eiropas komisija mākslīgo intelektu ir iekļāvusi savā prioritāšu sarakstā. Kā mēs zinām, mākslīgais intelekts var tik dažādi izmantots praksē, lai uzlabotu mūsu sabiedrību un ekonomiku darbību. Tam dēļ. Uh, Es esmu e, par to, lai tā būtu prioritāte Eiropā, bet ir jābūt piesardzīgiem. Mēs jau digitālajā jomā nedaudz esam iepalikuši. Mums savulaik bija Nokia, mēs bijām vadošās pozīcijās, bet iepalikām, jo, nepie, ne, jo nesekojām līdzi e, lietām un e, Eiropa palika malā. Mēs nevaram atļauties greznību tādā pašā situācijā notikt ar, nonākt ar mākslīgo intelektu. Tāpēc mums jānodrošina mūsu patērētāju um, paļāvība. Um, Eiropieši nav kā amerikāņi vai aziāti. Mums privātums un cauradzamība ir uh, visur digitālajā jomā klāt. Mums ir jāpajautā, ko Eiropas Savienība vēlas sasniegt mākslīgajā intelektā kā to sasniegt un kādu mērķu vadīta tā to vēlas. Un šie trīs jautājumi ir jāuzdod pirms uzsākt tiek kāda iniciatīva un jāatrod pareiza atbilde. Cauradzamībai ir jābūt stūrakmenim katrai iniciatīvai tehnoloģiju ziņā. Bez tā patērētāji neusticēsies un mēs ar šo attīstību negūsim šo konkurētspējīgo attīstību, ko mēs vēlamies. Nu, un, ja mēs paraugāmies no pareizās perspektīvas, esam gana uh, eh, elastīgi, tad mēs sasniegsim, ko vēlamies, un radīsim tādu ekosistēmu, ko prasām Eiropieši un kādu mums tā ir nepieciešama. Lielas paldies! Muito obrigado. Agora a palavra à deputada. Lielas paldies. Un tagad Marija Manuela Leitao Marques. Monsieur le commissaire, aprendizagem automática ainda tem dificuldades a executar tarefas. Mākslīgā apmācība joprojām rada zināmas grūtības, un tas nebūtu nav vienkārši. Piemēram, mērķis bija paraudzīties uz to, vai ir, piemēram, suns vai vilks, un tad ir ierastie kriteriji, kas ļauj atšķirt abus dzīvniekus, un arī vide palīdz Nu, veikt šo nošķiršanu, piemēram, attēls ar mm, sniegu, tur bija mm, vai ar džungļiem, vai ar sniegu, vai mežu, un tas viss palīdz noteikt, kurā vidē atrodas dzīvnieks. Un tad no šīs platformas pieņem automatizētus lēmumus, uh, Dažos gadījumos ir produkti, ir pakalpojumi, kas kļūst redzamāki, bet citi atkal ir slēpti. Un šie mehānismi var tikt izmantoti kolektīvu mērķu sasniegšanai, tostarp, lai uzlabotu mūsu sabiedriskos pakalpojumus. Ja mums būs lielāka piesardzība tīri ētiskā ziņā, regulējumā un pārvaldībā. Mēs šajā rezolūcijā iestājāmies par vajadzību garantēt vairāk cauradzamības algoritmos, kas mm, palīdz veikt šo mākslīgo mācīšanos. Tādējādi būtu vairāk drošības patērētāju lēmumos un būtu arī lielāka uzticamība, kad mm, notiek mijiedarbība ar automatizētām sistēmām. Piemēram, ja mēs runājam ar sarunu botu, uh, vai arī ar cilvēku, piemēram. Tāpat vēršam uzmanību uz ietekmi, kāda varētu būt mm, šai sistēmai uz drošību. Komisārs jau to norādīja. Tāpat arī noteikumi ir jāņem vērā mm, atbildība. Tad, ja ir kādas kļūmes, tāpat ir mums nepieciešama datu bāze, lai mēs varētu mm, veidot un attīstīt tālāk šos algoritmus. Tas ir ļoti izšķirīgi. Ir jābūt attiecīgai kvalitātei, jāspēj eh, veikt revīziju ar ļoti skaidriem pārvaldības noteikumiem, lai varētu mm, garantēt eh, tehnisko īstenojamību un mm, eh, rastu vislabāko pieeju, komisāra kungs. Mm, kad mēs pastaigājamies mežā, kā mēs varam paļauties uz tādu sistēmu, kas mums sūta, piemēram, brīdinājumu, ka eh, nevajag satraukties, ka mm, tas ir suns, kas eh, tuvojas nevis vilks. Tagad jau insisto no pedido de uh, cumprimento dos limites de tempo e dou agora a palavra. Lielas paldies, kolēģi, jums ir jāievēro atvēlētais runāšanas laiks, un tagad vārds Šarancovs kundzēs divām minūtēm. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Esmu Ļoti gandarīta, ka šis jaunais parlamentas atsaukums pieņems pirmo rezolūciju par mākslīgo intelektu. Noteikti nebūs pēdējā šāda rezolūcija. Automatizētais lēmumu pieņemšanas process jau tagad ietekmē mūsu dzīves. Tas padara mūsu dzīves vienkāršākas, jo e, top jauni un labāki pakāpojumi un tādi ikdienišķi pasākumi tiek veikti īsākā laikā. Ja to dara pareizi, tad ir iespēja mazināt arī cilvēku subjektivitāti procesā. Taču, kā ar jebkādu jaunu tehnoloģiju, arī šeit rodas ētiskie un juridiski jautājumi, kas ir jārisina. Lielāka daļa no šiem jautājumiem uh, ir arī eh, zināmi ir spēkā esošiem noteikumiem. Savukārt citos gadījumos ir nepieciešami jauni, taču mums ir nepieciešams līdzsvarots eh, risinājums. Mums ir jāizvairās no uh, kārdinājuma pārāk daudzus likumus pieņemt šajā jaunajā tehnoloģija jomā. Tas ne tikai uh, liks šķēršļus inovācijām, un attīstībai Eiropā, bet var radīt arī jaunas problēmas, ko atkal vajadzēs risināt. Mums ir nepieciešams eh, nevispārināt mūsu pieeju. Runājot par algoritmu, ir jādomā par to, ka ir algoritmi, kas nodrošinā uh, eh, video spēļu darbību vai arī elektrotīklu darbību. Uh, Nobeigumā teikušu, teikušu, ka tomēr cilvēkiem vienmēr ir jābūt tiem, kas pieņem būtiskākos lēmumus. Ir svarīgi, lai mēs uh, darītu lietas ar prātu, nevis ar neloģiskām bailēm. Paldies! Lielas paldies, un tagad vārds uz divām minūtēm Žurāns kundzei. Priekšsēdētāji, komisārkungs, cienījamie kolēģi. Antoans de Sentexiperi teica, um, acis ir aklas, ir jāmeklē ar sirdi. Šobrīd, kaut ko meklējot internetā, roboti, algoritmi analizē mūsu aktivitātes un analizē mūsu tos sauc par profilēšanu. Divas stundas internetā mums tiek piedāvāts ceļojums, vīrs un tā tālāk un tā joprojām. Vai mēs varam paļauties uz šādu automātisku datu apstrādi? Vai mūsu dati tiek aizsargāti? Vai mūsu domas un vēlmes drīkst izmantot šādā virtuālā pasaulē? Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai uh, šī algoritmi uh, Eh, tiktu kontrolēti un tie būtu caurskatāmi. Mēs nevaram paļauties uz automatizētu sistēmu. Un eh, šie satiksmes negadījumi, eh, kas notikuši ar automatizētajām automašīnām, jau ir viens no piemēriem. Nākotnē būs arvien vairāk kravas automašīnu, kas ceļos bez šofera, un avārijas gadījumā kurš tad būs vainīgs? Mums pēdējā gal galā pēdējā brīdī ir jāpanāk tas, lai cilvēks pieņemtu galīgo lēmumu. Šajā rezolūcijā pietrūkst kā ļoti svarīgi. Nekas netiek teikts par to, ka dati tiek koncentrēti dažu uzņēmumu rokās, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Mēs neuzskatām, ka patērētājs tiek pienācīgi aizsargāts arī gadījumā, ja viņam tiek piedāvāti uh, brāķēts, brāķēts preces. Jūs zinat, ka ir tik daudz uh, klauzulu kuras ļauj atteikties no savas atbildības šajos līgumos, un tāpēc mēs uzskatām, ka m, mm, mēs nevaram pilnībā paļauties uz mākslīgo intelektu. Šobrīd mēs paļaujamies uz franču inženieriem. Paldies! Um e Lielas paldies, un tagad vārds uz pusotru minūti Gīzes kundzei. Muito obrigada. Paldies! Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, automātiskie lēmumu pieņemšanas uh, veidi uh, lems vistiešākā veidā par mūsu un mūsu bērnu dzīvībām. Tas attiecās uz uh, iepirkumiem un uh, uz uh, dzīvesvietas izvēli, taču tā būs mūsu izvēle, cik lielā mērā uh, tas viss ietekmēs mūsu dzīvi, cik lielus datus izmantos mašīnas, lai varētu pieņemt lēmumus un ko nedrīkstēs lemt. Mēs vēlamies, lai mākslīgais intelekts būtu uh, visiem pieejams un visu uh, kalps. Mums ir jādomā arī par ilgspējību, par klimata pārmaiņām, taču, ja notiek diskriminācija, tad mēs nedrīkstam pieļaut mākslīgā intelekta uh, iesaistīšanos. Mēs zinām, ka datu apjoma izmantošana var diskriminēt. Nu, piemēram, tagad sievietēm ir tiek mazāk maksāts, un šī informācija nonāk datos, un ja tas netiek labots, tad nākotnē sievietēm būs tikpat sliktas vai pat vēl sliktākas algas, un šāda netaisnība ne, nedrīkst būt pieļauta. Mums ir nepieciešams kā likumdevējiem pret to vērsties. Uh, Tas attiecās arī uz tiesībām uz pakāpojumiem, taču ja mēs ne, nenodrošināsim šo ties, tiesību īstenošanu, tad īstenībā būs tieši pretējs rezultāts. Tāpēc ir nepieciešams algoritmus prā, pārbaudīt uz tiesiskumu. Eiropai tagad ir īpaša iespēja izveidot tiesisko ietvaru, kas uh, balstās uz mūsu demokrātiskām vērtībām un kas ir paraugs citiem, tāpēc mēs varam ar drosmi tagad šo uzdevumu pildīt. Paldies! Paldies jums! Un tagad es aicinu Katrīnu Kanečnu. Lūdzu. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi! Strauja mākslīgā intelekta tehnoloģija attīstība un automātiskā lēmuma pieņemšana mūsu sabiedrībā ir milzīgs izaicinājums. Tie gan ir likuma, gan morāles, eh, gan cilvēces nākotnes aspekti, gan arī iekšējais tirgus eh, un eh, saistītā aspekti. Uh, Un binārā kodā mēs varam atrast tādas pašas problēmas kā sabiedrībā, ja pakāpojumi un preces, kas izmanto mākslīgo intelektu un automātisku lēmumu pieņemšanu, rada kādu maldināšanas vai diskriminēšanas vai pat kaitējuma risku, mums ir nepieciešams to apturēt. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka mākslīgais intelekts un automātiskā lēmuma pieņemšana m, mm, nevis vienkārši racionalizē uh, procesus, bet uh, patur pašreizējo negodīgo sociālo stāvokli. Stāvoklis, kurā valda algatība, maldināšana un likuma, apiešana ar likumu noteikti nav pieļaujams, tāpēc mums ir nepieciešams strādāt, lai mēs sadarbotos uh, ar iesaistītām, eh, iesaistītām pusēm, lai nodrošinātu mākslīgā intelekta savaldīšanu un pareizo izmantošanu ir nepieciešams sadarboties ar visām institūcijām, kas nodrošina kvalitatīvu datu izmantošanu un lēmumu pieņemšanas uzraudzību. Eiropas Savienības patērētājiem nevajadzētu būt uh, upurim šai automātiskajā lēmumu pieņemšanas procesā. Mums ir nepieciešams pie tā strādāt. Paldies! Lielas paldies! Un tagad aicinu Miroslavu Radečovski. Vienu minūtu lūdzu. Dārgie draugi, es varu atbalstīt parlamenta rezolūciju, kas ir saistīta ar automatizētiem lēmumu pieņemšanas procesu, lai nodrošinātu uh, patērētāju aizsardzību un preču un pakalpojumu brīvo apriti. Uh, Padomas direktīva jau 35 gadus nodrošina patērētāju aizsardzību, lai nepieļautu kaitējumu, kas var rasties no produktiem, kas ir defektīvi. Piemēram, tur ir tādi vārdi kā produkts ar defektiem vai bojāts produkts. Un tas pats attiecas arī uz pakāpojumiem. Mums ir nepieciešams nodrošināt to, lēmumu pieņemšanas process notiktu atbildīgi. Un vēl viens aspekts ir pierādījumu vākšana, kam būs pienākums nodrošināt pierādījumu. Ir svarīgi, lai tas nebūtu patērētājs, kas tiktu apgrūtināts ar to. Mums ir nepieciešams pievērst uzmanību tam visam un nedrīkstam pieļaut arī nekādu spiedienu no labētājiem. Tas ir nepieciešams mūsu patērētāja aizsardzībai, jo viņi vienmēr atrodas neaizsargātā pozīcijā. Uh, jārunā arī par tiesībām atteikties no preces, kā arī uh, pasta izmaksu atgriešanu. Mums ir nepieciešams vienmēr pārliecināties, ka ir skaidrs, uh, jā, tiek uzsākts kāds process, kam ir pienākums to visu apmaksāt. Paldies! Un tagad es aicinu Tomislavu Sokolu pusotra minūte jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Pagātnē tehnoloģijas ir attīstījušās ļoti strauji. Un esmu viens no jaunākās paudzes, bet dažreiz man ir sajūta, ka tas, ko es, ka tad, kad es redzu to, kas man tagad ir pieejams un kas bija pieejams vēl pavisam nesen, es esmu pārsteigts. Automatizētie lēmumu pieņemšanas procesi no vienas puses var samazināt uh, cilvēcisko kļūdu risku, uh, bet te pašā laikā var radīt jaunas problēmas, jo, piemēram, uh, pirkstu nospiedumu atpazīšana vai seju atpazīšana, šāda veida mākslīga intelekta izmantošana dod zināmus labumus. Te pašā laikā Eiropas Savienības normatīviem aktiem ir nepieciešams nodrošināt vajadzīgo ietvaru. Ir jāņem vērā, ka likumdošanas ietvers parasti atpaliek no tehnoloģiskās attīstības. Uh, Tāpēc arī jādomā par to, lai mēs nepārāk ierobežotu tehnoloģiju attīstību, cevišķi, ja mēs redzam, ka Eiropa īstenībā atpaliek no ASV un no citām pasaules valstīm. Tomēr mums ir nepieciešams visus šos jautājumus risināt. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kurā uh, personas datu analīze, runājot par patērētājiem, ietekmē šo patērētāju dzīvi negatīvā veidā. Piemēram, tie, kuriem ir atkarība no azartspēlēm, viņiem tiek uh, piedāvāti jauni piedāvājumi vienkārši tādēļ, ka algoritmi ir izrēķinājuši, ka viņiem ir šāda vājība. Tā nu ir nepareiza tehnoloģija izmantošana. Un vēl viens aspekts, ka tomēr cilvēkiem ir nepieciešams kontrolēt un jābūt pēdējiem uh, tiem, kas vajadzības gadījumā teiks galavārdu, runājot par automatizēto tehnoloģiju izmantošanu mums ir jābūt līdzsvarotiem, jāņem vērā patērētāja intereses. Paldies! Paldies! Un tagad viena minūte ir mūsu kolēģei Kristelei Šaldemozei. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs visticamāk esam redzējuši tikai mākslīgā intelekta pašus pirmsākumus. Mākslīgajam intelektam ir daudz iespēju, taču ir daudz potenciāla trūkumu. Ir sevišķi mēs domājam par patērētājiem. Patērētājiem ir visas tiesības pieprasīt, eh, zināt, kādi automatizētie lēmumi tiek pieņemti un arī kādi dati tiek vākti. Lai šos lēmumus pieņemtu, ir svarīgi, lai patērētāji apzinātos, kādi dati tiek vākti un izmantoti. Un mums Eiropas Savienībā nākotnē ir nepieciešams saprast, uh, vai mēs vēlamies patērētāja aizsardzības likumdošanu uzlabot. Mums ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, labāka patērētāja aizsardzība un jānodrošina tas, lai automatizētā lēmuma pieņemšanas procesi būtu objektīvāki. Taču būs ļoti interesanti, kā mēs attīstīsim šo, um, šos normatīvos aktus, runājot piemēram par uh, Uh, cenu portāliem, par dažāda veida mm, platformām, bet ir tiešām jāaizsargā patērētāji. Paldies! Paldies, un tagad vārds uh, eh, Sežurnē kungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdā komisāra kungs, par jūsu ievadvārdiem. Manā rīcībā ir viena minūte, un tāpēc viens komentārs un viens jautājums. Komentārs. Pirmo reizi mūsu rūpnieciskās revolūcijas vēsturē mēs neesam domājuši par to, kā sasaistīt to ar noregulējumu. Inovācijas, kas rodas privātajā sektorā, starp citu, galvenās inovācijas eh, tieši sākās, bet eh, valsts rokās bija infrastruktūra, infrastruktūra izmaksas bija ļoti augstas, jāsaka, situācija šobrīd ir mainījusies, un mums likumdevējiem rodas jautājums par to, uh, kā mēs varētu uh, pieņemt likumdošanu, kuru varētu piemērot, ņemot vērā to, kā mākslīgā inteliģence tiek izmantot un kā attīstās tās izmantošana. Tātad šis pielietojums mainās. Ļoti daudz valsts sektors atvēl inovācijām, bet pēc tam mums ir jācenšas kaut kādā veidā kontrolēt šo pielietojumu. Šis punkts varbūt ir ļoti svarīgs, tāpēc, ka tieši tāpēc jau Eiropas parlaments ir sagatavojis savu rezolūciju, lai rastu līdzsvaru starp mūsu uzņēmumu konkurētspēju, sabiedrības uzticēšanos jaunajām tehnoloģijām un mūsu uh, spēju uh, būt uh, flagmaņiem uh, globalizācijas procesā. Uh, Nu, varbūt, ka tas tiks paredzēts uh, komisijas turpmākajā darbā. Mēs ar prieku strādāsim kopā ar komisiju, bet mēs uh, tagad vēlamies redzēt, kas notiks turpmāko dienu un mēnešu laikā. Lielas paldies, komisāra kungs! Lielas paldies! Un tagad vārds uh, Marko Zulo uz vienu minūti. Protams, ja viņš ir zālē. Šķiet, ka deputāts nav zālē. Tādā gadījumā vārds nākamajam. Mūsu kolēģei Edinai eh, Totai uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs. Vienotais digitālais tirgus rada jaunas iespējas, lai uzlabotu ekonomiku un dzīves eh, līmeni, pateicoties eh, mākslīgajai int, inteliģencei un arī automatizētai lēmumu pieņemšanai. Uh, Tas viss tiek arvien plašāk pielietots, un mākslīgā intelekta tehnoloģijas šobrīd tiek pielietotas visos ekonomikas sektoros, un tās rada ļoti daudzas iespējas, bet arī jaunas izaicinājums ir problēmas. Es domāju, ka mums ir pienācīgi jāinformē patērētāji par uh, esošajām iespējām pieņemt lēmumus bez cilvēku līdzdalības Arvien biežāk eh, medicīnas, eh, tieslietu un citās jomās lēmums pieņem nevis eksperti, bet šie lēmumi tiek pieņemti automātiski. Katram patērētājam vajadzētu būt iespējai pieprasīt pārskatīt šo lēmumu, lai to izdarītu eksperts. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka tehnoloģiskais progress nevar pilnībā aizstāt cilvēcisko faktoru un iekšējā tirgus uh, potenciāls neto, netiek pienācīgi izmantots. Tāpēc es domāju, ka ir jāīsteno citi pasākumi, lai automatizācija būtu efektīvāka un lai mēs tik tiešām padomātu par patērētājiem, pilsoņiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds Gebhards kundzei uz vienu minūtu. Paldies, priekšsētāji komisāra kungs! Jā, tie ir milzīgi izaicinājumi, ar kuriem saskaramies ar šo automatizēto lēmumu pieņemšanu, jo šie lēmumi nav neitrāli per se, un tāpēc rodas arī lieli ētiskas dabas jautājumi, uz kuriem mums ir jārod atbilde. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi par to diskutēt. Algoritmi, uz kuriem balstās eh, šī lēmuma pieņemšana, uh, gal galā nerodas no zila gaisa, bet tos eh, sagatavo cilvēki, kas per se nav neitrāli. Un arī tas, kā tas tiek organizēts, šis process nav neitrāls. Tāpēc viens no svarīgākajiem jautājumiem šajā kontekstā ir caurskatāmība, lai pilsoņi un patērētāji varētu uzzināt, nu, kur tiek Uh, radīti šie algoritmi un kuri dati gal galā tiek izmantot, lai piedāvātu šādu automātisku lēmumu pieņemšanu, piemēram, uh, gadījumā, ja es iegādājos uh, leduskapi, kāpēc es izvēlos vienu vai citu firmu. Kas attiecas uz autom, automašīnu vadīšanu? Automašīna no Lielbritānijas uh, kas ir ar stūri labajā pusē, noteikti radīs problēmas citvieta Eiropā, un arī par to ir jādomā strādājot eh, pie šiem automatizētiem lēmumiem. Paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds Melkjārs kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs! Eh, paldies par jūsu ievadvārdiem. Runāšu dāniski. Ne jau viss, kas spīd, ir zelts, un ne jau visi automatizētie lēmumu pieņemšanas eh, procesi ir balstīti uz mākslīgo intelektu. Tāpēc es priecājos, ka mēs nerunājam tikai un vienīgi eh, par mākslīgo intelektu, bet visa veida automatizētu lēmumu pieņemšanu. Šobrīd jau Eh, šī praksa tiek izmantota, un tā būs arvien plašāka, kas, protams, ir apsveicama, bet mums ir jāizveido ietvars visām tehnoloģijām, kuras parādīsies nākotnē, un nevis tikai un vienīgi attiecībā uz mākslīgo intelektu. Kāpēc ir nepieciešams visaptvarošs ietvers? Tāpēc, ka lēmumi nav. Um, Nevainojami tikai tāpēc, ka tos pieņem uh, datori. Arī te pastāv kļūda tieši tāpat kā cilvēciskā faktora gadījumā. Uh, Nu, varbūt runāšana par kodiem ir nedaudz uh, novecojusi, bet uh, at, koda atbildība nav uh, pašā uh, kodā. Gal galā par to ir atbildīgs cilvēks. Tad, kad dators pieņem lēmumu, uh, šim lēmumam ir jābūt balstītam uz tādiem pašiem kritērijiem, kā pieņemot lēmumu, ja to pieņem cilvēks. Varbūt mums vajadzētu pat paaugstināt prasības attiecībā uz automatizētu lēmumu pieņemšanu. Es labprāt sadzirdētu atbildes no komisijas. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds pospiešiem kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsētāji! Ar lielu uzmanību ieklausījos komisāra ievadvārdos. Es priecājos par to, ka uh, grasties sagatavot balto grāmatu par automatizētu lēmumu pieņemšanu. Mēs daudz esam strādājuši pie šī jautājuma IMCO komitejā. Ļoti labi, ka diskutējam par šo jautājumu, bet debats noteikti ir jāturpina. Arī iepriekšējā sasaukumā mēs runājam par specifiskiem aspektiem, kas saistīti ar automatizētu lēmumu pieņemšanu, piemēram, uh, automātiski vadītas automašīnas. Tagad ir jāstrādā pie visaptveroša ietvara visai Eiropas Savienībai, lai noteiktu skaidrus noteikumus jautājumos, kas saistīti ar mākslīgo intelektu. Patērētāju aizsardzība jau tika pieminēta. Noteikumi, kas ļautu mums saprast, uz kur gūstas atbildība gadījumā, ja tiek nodarīts kaitējums patērētājiem va, vai ja runa ir par um, preci vai pakāpojumu ar defektu. Tie ir jautājumi, uz kuriem šobrīd mums ir tikai daļējas atbildes. Mums nav visaptveroši ietvaru, un jūsu rokās ir tagad tos sagatavot. Es neesmu par pārlieku lielu uh, li regulējumu, bet es domāju, ka šīs modernās tehnoloģijas un mākslīgais intelekts uh, noteikti paģēra to, ka mums ir šāds Eiropas Savienības līmeņa noregulējums, lai mēs varētu arī turpmāk nodrošināt brīvu preču un pakalpojumu apriti. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds Banifei kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! automatizēta lēmuma pieņemšana, balstoties uz algoritmiem, tiek arvien plašāk izmantot uh, mūsu dzīvē. No vienas puses tas ļauj pieņemt ātrus lēmumus, no otras puses mums ir nepieciešams aizsargāt patērētājus un pilsoņus, jo īpaši vismazāk aizsargātos, jo viņiem var tikt nodarīts kaitējums, ja um, sistēmā parādās kļūdas, piemēram, medicīnas jomā vai banku sektorā. Lēmumiem ir jābūt neatkarīgiem, un mums ir jāņem vērā arī dažādību sabiedrībā. Mums ir jābalstās uz atjauninātiem datiem un kvalitatīviem datiem. Patērētājiem pilsoņi ir jāinformē par to, ka kāds lēmums ir ticis pieņemts automātiski, lai šo jautājumu vajadzības gadījumā varētu pārskatīt cilvēks. Mums nepārtraukti ir jācenšas novērst trūkums patērētāja aizsardzības jomā. Un ir jābalstās arī uz cilvēcisko faktoru. Tāpēc es aicinu komisiju piestrādāt pie šī jautājuma. Paldies! Lielas paldies! Un tagad uzsāksim brīvā mikrofonu procedūru. Vispirms vārds Polčakungam. Děkuji, pane předsedo. Paldies, priekšsēdētāji, par iespēju izteikties. Vēlos teikt, ka esmu ļoti gandarīts par šo diskusiju kas ir, eh, esam šeit, eh, ko esam šeit uzskāt, uzsākoši, ir nepieciešams eh, domāt plašāk. Mums ir jādomā ne tikai par konkrētu automatizēto lēmumu pieņemšanas procesu, bet par modernām tehnoloģijām kopumā. Mums ir jārisina šī situācija tā, lai mēs domātu par potenciālo risku un par automatizēto lēmumu pieņemšanas procesu. Uh, par šo procesu problēmām, jo šā, no šādiem algoritmiem, no mašīnām tiek sagaidīti ļoti augsti mm, rādītāji, panākumi, un tas, protams, ir saistīts ar sankcijām, ar atbildību un ar to, kas vajadzības gadījumā būs. Uh, uh, būs atbildīgs par to. Tāpēc arī ļoti labi, ka mums ir baltā grāmata un ka mums ir šī visaptvarošā pieeja. Ļoti labi, paldies! Lielas paldies! Valter Flego, viena minūte. Sēdniče, poštovani povjereniče, umjetna inteligencija. Komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs, mākslīgais eh, intelekts ir vērsts uz to, lai uzlabotu dzīvi mums un privātai uzņēmēji darbībai. Tam mums visiem ir jākalpo, ja runājam par satiksmi, lauksaimniecību, mārketingu, veselības aprūpi. Tās ir jomas, kurā mākslīgais intelekts ir visdominējošākais. Tajā pašā laikā patērētājiem ir jābūt drošiem, kādā veidā lēmumu pieņemšana notiek. Un viņiem ir jāpaļaujas uz lēmumu pieņemšanas procesu. Tamdēļ es vēlētos ierosināt jaunu marķējumu. Uzticams mākslīgais intelekts. Tas pastiprinātu pilsoņu uzticamību šajos procesos un tajā pašā laikā būtu arī caurredzamības zīmoks. Ir ļoti svarīgi aizsargāt personīgās brīvības eh, katram patērētājam. Mākslīgais intelekts eh, tam ir jābūt kaut kam pozitīvam, kas balstās visu patērētāju uzticamībā un bez kādām iespējām ar to manipulēt. Paldies! Lielas paldies! Vēl pēdējā brīdī pieteicies Patriks Raiers. Jā, ja, dank, Jā, paldies priekšsēdētāji! kods ir likums. Tas nozīmē, ka tas, kas ir ierakstīts mašīnu kodos, ir eh, gandrīz kā likums. Tas ir jāizpild tādā veidā, un slikts kods ir slikts likums. Tas nozīmē, ka šodien mēs. Eh, mums jātiek galā ne tikai ar situācijām, kurās algoritmi pieņem lēmumus, bet daudzos gadījumos ir tā, ka algoritmu pieņemti lēmumi gal galā ietekmē informācija, kas tiek apreikināta ar šiem algoritmiem, un to nevajadzētu novērtēt par zemu, jo uh, skaitļi uh, runā paši par sevi. Līdz šim mums ir tikai daļējas garantijas attiecībā uz caurskatāmību gadījumā, ja tiek pieņemta automatizēta lēmumi. Un tas būtu jāizbeidz, mums ir nepieciešama caurskatāmība arī tajā gadījumā, kad algoritmi ietekmē lēmumu pieņemšanu, la, lai e, cilvēks, kas pieņem lēmumu, nebūtu tikai un vienīgi teorija, bet tas darbotos arī praksē. Paldies! Lielas paldies! Lai noslēgtu debates, došu vārdu komisāru kungam, Ķirī Bretonam. Paldies priekšsēdētāji un paldies uh, parlamenta deputātiem. Pavisam godīgi man nav mm, daudz tādu parlamentu pasaulē pazīstamu, eh, kuros eh, par šādu tematu var būt tik kvalitatīvs debats, neņemot vērā mūsu mm, pārliecības, atšķirības, mūs visus vieno tie paši jautājumi, tās pašas sajūtas, tā pati grība, tā pati vēlme, bet būtībā Es eh, vēlētos eh, izcelt vienu lietu šajā evolūcijā, kas eh, ilgs, man nav bail to teikt, gadu, gadiem ilgi vai pat desmitiem gadu ilgi. Tas kopīgais parlamentam un arī komisijai ir cilvēka vieta, cilvēciskā vieta, mūsu vērtību ievērošana, uh, ievērot to, kas mēs esam, integritāte mūsu lēmumu pieņemšanā, izpratne attiecībā uz e, apkārt esošām parādībām, pareizi izpratne par situācijām, kas tad notiek, kas pieņem lēmumu, vai tas kā mainīs manu dzīvi, vai es vēl varēšu turpināt iesaistīties. Uh, Vai es vēl varu arī vērsties eh, pret kādu iestādi, kas pieņēmusi lēmumu, kas eh, mm, man nav labvēlīgs? Tas viss parādīsies šajā baltajā grāmatā un vēlreiz atkārtošu to, ka mēs jau esam par balto grāmatu par mākslīgo intelektu, bet tas ir tikai sākums. Sākums mūsu pārdomām. Es pats to saucu par pārdomām, par struktūrēšanu. Uh, par jauno telpu, kurā mēs e, šobrīd strādājam, kurā mēs uzzinām ko jaunu, kurā mēs piedzīvojam arī priecīgus brīžus, kurā mēs apmaināmies ar informāciju, un e, kas principā ir e, paralēli pa virsu arī daudzām citām telpām, kas palīdz veidot to, kas mēs šodien esam. Uh, kas palīdz organizēt mūsu dzīvi šeit, nu, gan teritoriālā telpa, jūras telpa, gaisa telpa, un nu, šobrīd jārunā arī par informātikas telpu, jā. Mākslīgais intelekts ir viens no pirmajiem elementiem, un te es varu pievienoties otrajam secinājumam, kas mums ir kopīgs, un es pats arī par to esmu aktīvi iestājies, izmantojot lietojumu programmas, uh, Mm, kas mums būs jāpārvalda, kas ietekmēs mūsu dzīvi, mākslīgā intelekta izmantošanu. Jūs priekšstādātāji arī mm, to nosaucāt par automatizētu lēmumu pieņemšanu. Nu, tad, nu, jāsaka tā, te ir arī dati iesaistīti, un tas mums visiem ir kopīgs. Ja nebūs datu, tad nebūs arī mākslīgā intelekta. Mums bija tendence vairāk likt akcentu uz uh, algoritmiem, uz eh, kodiem. Tas nav nekas vecmodīgs vai novecojis. Un tie varbūt būs arī citi procesi turpmāk, bet šobrīd tas ir tieši tas, kas eh, mums palīdz strādāt ar šo ciešo sasaisti, saikni eh, starp mūsu vides modernizāciju. Drīz tas vēl attīstīsies vēl tālāk un lēmumiem, kas mums ir jāpieņem, bet aiz tā visa stāv dati. Tas arī ir izskanēja deputātu teiktajām. Mm, e, bija piemērs par vilku un suni Mm, mežā, bet ko tad jūs vēlējāties teikt? Jūs vēlējāties teikt to, ka ja mēs eh, izmantojam datus, kas raksturo dzīvnieku tā dabiskajā vidē, vai mēs eh, mm, šo dzīvnieku skatām eh, citā vidē, tad mm, būs atšķirības attiecībā uz to, kādus rezultātus dos algoritms, un attiecīgi arī būs šī mašīna mācīšanās, kas integrēs šos datus. Jā, dati ir izšķirošais, un tas ir arī tas, ko mēs vēlamies darīt komisijā, pie kā mēs vēlamies strādāt, definēt, kā tad raksturot šos datus. Daži saka, tas bija dzirdams parlamentā, ka nevajag palaist garām šo pagriezienu. Varbūt mēs būsim uh, aizkavējušies, bet es tam neticu. Bet nevajag palaist garām šo pagrieziena punktu, šo iespēju. Jums ir taisnība, jo dati, kas eh, mums ir un kas arī ļaus eh, viedi mm, ar vērtībām, šie dati, kas eh, respektīvi ietver mūsu vērtības, uh, Nu, tieši tas arī ietekmēs jaunos procesus, eh, ir arī B2B eh, dati, publiskie dati, mm, veselības dati, kas mums visiem ir tik būtiski. Eh, transports, visi šie dati ir mūsu priekšā. Es to sāku mm, katrus 18 mēnešus datu kopums, kas veido šo informācijas daudzumu pasaulē dubultojas. Un, uh, tad nu, ir šāds vilnis, un mēs vēlamies arī to izmantot komisijām. Vispirms nevajag pārāk regulēt šos rezultātus. Šobrīd mēs runājam par mākslīgo intelektu, par to datu specifisku izmantošanu, bet tajā pašā laikā mums ir jābūt e, uzmanīgiem pret visu to, kas e, beigās radīsies no šiem algoritmiem, lai tas e, atbilst ar mūsu brīvībām, ar brīvību izvēlēties. Uh, izvēlēties. Izvēles brīvība, lai mēs nebūtu algoritmu ķīlnieki vai sistēmas datu pārvaldnieka, platformas eh, ķīlnieki. Mums ir jāspēj saglabāt izvēles brīvību. Tas ir fundamentāli un pie tā ir jāstrādā. Jābūt iespējai rast šajos risinājumos to, kas mums ir svarīgs. Uh, protams, lai būtu beigu beigās arī iespēja strādāt eh, drošos apstākļos - juridiskā, ētiskā, eh, kiberdrošība. Eh, tas viss ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tad, nu, šajās pārdomās, ko mēs piedām, ir arī pārbaudas pārdomas par infrastruktūru. Jābūt tādai infrastruktūrai, kas ļauj uzglabot e, šos e, datus, un e, ka ir viedas aplikācijas. Mums ir arī jāpārvalda savas informātikas sistēmas, mašīnas, kas spēs mācīties, kas spēs veikt milzu aprēķinus. Ir jāspēj arī paredzēt kapacitāti Mm, spēt eh, iztēloties nākotni, saglabājot arī to, kas eh, ir atšķirīgs, proti eh, šo principu izvēlēties, kas arī lielā mērā ietekmēs daļu no mūsu dzīves, mm, saglabājot īpašu modrību, lai šī ceturtā informācijas telpas radīšana pilnībā balstītos uz mūsu Eiropas kontinenta vērtību pamatiem. Paldies! Obrigado, senhor komisāri, pela sua muito interesante intervenção. Lielas paldies par šo ļoti interesanto uzstāšanos, komisār kungs. Es vēlētos norādīt, ka esam saņēmuši rezolūcijas priekšlikumu, lai noslēgtu debates. Balsojums par eh, rezolūciju notiks eh, ceturtdien. Tādējādi Mm, tagad varam pāriet pie nākamām darba kārtības punkta. Darba kārtībām nākamais punkts ir komisijas paziņojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un labāku regulējumu. Debašu sākumā man ir tas prieks dot vārdu komisāru kungam Thierry Bretonam. Merci, monsieur le président, donc sans transition. Paldies, priekšsēdētāji. Mazo un vidēju uzņēmumu uh, vārdā var uh, teikt, ka tie ir ietekmējuši ekonomiskās aktivitātes uh, mūsu kontinentā Komisijas priekšsēdētāja Fanerlajens eh, kundze pirms neilga laika šajā parlamentā atgādināja, ka mazie un vidējie uzņēmumi pārstāv visu, kas ir tas labākais mūsu ekonomikā. Jūs visi, tāpat kā es, zinat, eh, kāda ir skaitļi. Runa ir par ārkārtīgi uh, uh, ciešu tīklu. Runa ir par sievietēm un vīriešiem, kas darbojas kā uzņēmēji. Un gandrīz visi ir paši radījuši savu uzņēmumu. Viņi strādā dienu un nakti, cīnoties, cenšoties attīstīt eh, šo uzņēmumu, cīnoties arī uh, pret šķēršļiem, barjerām, un mūsu mērķis ir tās samazināt. 90%, pro, 90 no Eiropas uzņēmumiem ir mazie un vidēji uzņēmumi. Tās ir divas trešdaļas no visām darba vietām. Un, protams, ka tam ir jāpievērš visa, visa mūsu uzmanība. Un tāpēc arī uh, savu kompetenču ietvaros, strādājot pie iekšējā tirgus, es apzinos, ka tas ir milzīgs izaicinājums nodrošināt, lai mūsu mazie un vidējie uzņēmumi varētu uh, tikt galā ar šiem milzīgiem izaicinājumiem, kas uh, šobrīd satricina mūsu kontinentu, arī šis zaļais kurs, kas noteikti mainīs mūsu dzīvesveidu un uh, to, kā patērējam. Lai palīdzētu visiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, ir jāņem vērā viens svarīgs punkts. Komisijas priekšsēdētāja aicinājusi mani iecelt mazo un vidējo uzņēmumu vēstnesi, pārstāvi, kas man ļautu būt saiknē ar maziem un vidējiem uzņēmumiem, tātad, lai nepārtraukti uzzinātu par visām esošajām problēmām uz vietas un lai mēs varētu atvieglot darbu uzņēmējiem un ļaut viņiem attīstīties. Un šajā nolūkā ir nepieciešama labāka likumdošana. Šobrīd uzņēmumi saskars ar pārāk daudz šķēršļiem. Tas neļauj darboties veiksmīgi iekšējā tirgu, bet neļauj arī izmantot visas uh, iespējas un kapacitāti, kāda ir šim iekšējam tirgum. Labāk likumdošana nozīmē arī one in, one out, kas nozīmē, ja mēs piedāvājam jaunu noregulējumu, mēs attiecīgi anulējam līdzšinējo Mēģis, protams, nav atcelt likumdošanu kā tādu, bet nodrošināt, ka mūsu likumdošana ir fleksiblāka, lai tā var labāk piemēroties uh, esošiem kontekstam mazajos un vidējos uzņēmumos. Un, jo īpaši šobrīd digitālajā laikmatā, lai uzņēmumi varētu iegūt no šīs evolūcijas, šīm izmaiņām, kas ietekmē eh, to veidu, kā uzņēmums strādā, ražo savus produktus un lai viņiem būtu arī citāda veida attiecības ar klientiem. Mazo un vidējo uzņēmumu testi jau ir daļa no šiem ietekmes izvērtējumiem. Tie noteikti ir jāturpina, saglabājot to, kas darbojas veiksmīgi, korģējot to, kas jākorģē, Un pie tā es grasos strādāt arī uh, izmantojot šo mazo un vidējo uzņēmumu vēstnesi. Jaunā stratēģija, pie kuras strādāja mazo un vidējo uzņēmumu jomā, tai vajadzētu dot lielāku lomu uzņēmumiem šajā labākas likumdošanas procesā. Un te mēs nāksim klajā ar vairākiem priekšlikumiem. Var teikt, ka cieši sadarbojamies ar priekšsēdētāju Šefkoviču šajā jautājumā. Mūsu mērķis ir garantēt, lai visas komisijas priekšlikumi tiktu pieņemti balstoties uz principu, ka mēs vispirms domājam par vismazāko, tātad to, kur tiek radīta pievienotā vērtība, un pēc tam ejot augšup, nevis otrādi. Es jau teicu, tātad arvien lielāka loma ir jāatvēl uzņēmumiem, jo mēs arī ieviešam jaunus pienākumus. Esmu pats piedzīvojis, nu, tas nebija gluži vakar, bet esmu izveidojis mazo un vidējo uzņēmumu, zinu, par ko runāju, zinu, ka šie šķēršļi dažkārt rada iespaidu, ka uh, mēs jau slīkstam, galva ir zem ūdens. Tātad mums ir jāpalīdz, un es domāju, ka uh, Digitalizācija var mums palīdzēt kaut ko mainīt šajā jomā. Mums ir nebijusi iespēja iekšējais tirgus, 450 miljoni patērētāji. Iekšējais tirgus, un tas izskanēja arī iepriekšējās debatēs, ka mums ir kopīgas vērtības tajā un arī, protams, kopīgi noteikumi, kopīgi standarti. Daudzi mūs šajā ziņā apskauž. Un tāpēc mums ir jārēģē uz tiem, kas klauvē pie mūsu durvīm, un jārēģē uz tiem, kas vēlas atstāt iekšējo tirgu. Tas ir mūsu kopējais labums, un tas ir arī instruments, kas ir mazo un video uzņēmumu rokās, bet joprojām pastāv pārāk daudz šķēršļu. Maziem un vidējiem uzņēmumiem ir grūti realizēt savu produkciju ārpus Eiropas Savienības robežām. Tāpēc ļoti daudz jāstrādā šajā jomā, lai nodrošinātu, ka šī iespēja, ko piedāvā iekšējais tirgus, tik tiešām būtu iespēja visiem maziem un vidējiem uzņēmējiem. Un te digitalizācija mums ievērojami palīdzēs. Mēs jau šobrīd redzam, ka daži lielie spēlētāji izmanto digitālās platformas, lai realizētu savu produkciju pārobežu režīmā. Un es vēlos to nodrošināt visiem maziem un vidējiem uzņēmumiem Eiropā. Noslēgumā vēlos teikt, ka, kas attiecas uz likumdošanas pārskatīšanas komiteju, un runājot arī par mūsu likumdošanas kvalitāti, es uzskatu, ka ir absolūti nepieciešams runāt par šo likumdošanas pārskatīšanas komiteju. Tās mērķis ir kontrolēt ietekmes novērtējumu, tas ir ārkārtīgi svarīgi maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mums ir jāsagatavo bilants, lai eh, komisija varētu strādāt tālāk. Jau atkal jāsaka, ka, ka bijušais uzņēmējs, es saprotu, ko tas maksā. Ja ir jauna likumdošana un ir nepieciešams šo to piekuraģēt. Tātad mums ir nepieciešams neatkarīgs organisms, neatkarīga iestāde, kas noteikti varēs nākt klajā ar savu atzinumu attiecībā uz katru komisijas iniciatīvu. Šis ir ārkārtīgi svarīgs instruments, tas ir inovatīvs un tas palīdzēs maziem un vidējiem uzņēmumiem informēt par problēmām, ar uh, kurām tie saskars. Tik tālu man ievadvārdi par šo jautājumu, kas ir ārkārtīgi svarīgs, ir ļoti daudz iespēju, ko mums piedāvā pasaule, ļoti daudz izaicinājumu, un tagad ar nepacietību sagaidu jūsu sakāmo, lai reaģētu uz to vēlāk. Paldies! Paldies komisāru kungam! Tagad aicinu kolēģi Hennu Virkunens, šķiet, ka viņas nav. Nu, tad es aicu. Ah, nē, nē, viņa ir. Tad, lūdzu, pusotra minūte jums. Paldies, priekšredētāja kungs. Paldies komisāram Bretonam par to, ka viņš sniedz informāciju par komisijas viedokli. Mazavidēju uzņēmumi tik tiešām ir eh, mūsu. Uh, uzņēmumu, uzņēmē darbības mugurkauls. Viņi ir 99% runājot par uzņēmumu skaitu, tāpēc arī konkurētspēja inovācijas, viss ir viņu rokās. Esmu ļoti gandarīta, ka jaunā komisija ir izvirzējusi ļoti daudz labu mērķu, lai varētu uzlabot MVU situāciju. Jauns regulējums varēs nodrošināt MVU labāku tiražēšanu, labākas iespējas paplašināties. Uh, Vēlos runāt par vairākiem aspektiem. Pirmkārt, labāks regulējums, kas ir būtiskākais, par ko mēs šobrīd runājam. Man ir vairāk ļoti konkrēti jautājumi komisijai. Kā jūs plānojat nodrošināt izvērtējumu gan eksante, gan ekspost attiecībā uz uh, normatīvo aktu darbību, tā lai mēs varētu nodrošināt arī vides uh, darba aizsardzības standartus? Uh, Es zinu, ka vicepriekšsēdētājs Šefkovičs ir atbildīgs par šo regulējumu. Tad varbūt varētu rakstiskas atbildes par šo jautājumu saņemt. Un tad vēl citas lietas, kas savukārt ir saistīts ar jūsu portfelī, Bretona kungs. Pirmkārt, esmu ļoti gandarīta par šo MVU vēstnieku. Tā ir ļoti laba ideja, un ļoti labi būtu zināt, kur atradīsies šis MVU vēstnieks vēstnieks, lai varētu risināt visus jautājumus, kas saistīti ar pakalpojumu nodrošināšanu. Un trešais aspekts, tas ir saistīts ar MVU stratēģijas sagatavošanu. Un tieši konkrēti runājot par nokavētiem novēlotiem maksājumiem, jo tas ir tas, ko mēs dzirdam no MVU. Viņiem ir arvien mazāk, arvien vairāk un vairāk problēmu ar novēlotiem maksājumiem, vienkārši tādēļ, ka lieli uzņēmumi, viņu klienti bieži vien neņem vērā eh, maksājuma termiņus. Un vai komisija plāno, izstrādājot MVU stratēģiju, risināt tieši šo kavēto maksājumu problēmu? Uh, jo direktīva ir spēkā un kā MVU var izmantot direktīvas savā labā. Paldies! Liels paldies! Un tagad aicinu nākamu runātāju Tojas Konze. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisāra kungs! Programma kas mums ir izstrādāta, lai atbalstītu MVU. Šo programmu es pilnībā atbalstu, jo mēs tiešām nepacietīgi gaidījām jau ilgāku laiku. Mēs esam daudz runājuši par to, ka ir nepieciešama stratēģija MVU un daudzus gadus jau būtu nepieciešams to izstrādāt. Skatoties uz regulē, Manuprāt, ir nepieciešams padomāt par to, pirmkārt, kas īsti ir MBU, kā tas tiek definēts, un komisija par to ir runājusi. Uh, pirms konsultācijām un vienkārši vēlreiz apstiprināja esošo definīciju, runājot par darbinieku skaitu, bet ir arī valstis, kurā ir atzīti arī mikro uzņēmumi, ir arī ģimenes uzņēmumi, kas tiek atsevišķi izdalīti. Un tad, manuprāt, ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mēs šeit runājam par vērtību ķēdi un jāpanāk tās, lai pēc iespējas vairāk MVU varētu iesaistīties šajā stratēģijā. Jānodrošina arī dažādu veidu stimuli, dažādu veidu pasākumi, tā lai viņi varētu piedalīties, varbūt arī skolas, varbūt varētu arī universitātes, kas uh, arī līdzdarbosies, jo ir nepieciešama konkrēts iemaņas, kas varētu izmantot uh, eh, MVU, un katrā dalība valstī noteikti būs savas iezīmes. Uh, Un ir svarīgi, lai MVU būtu pieejami, piemēram, digitālie um, uh, pakalpojumi, lai mākslīgo intelektu varētu izmantot. Tam visam ir jābūt iekļautam stratēģijai. Jā, ir labi standarti, labas normas, tas noteikti būs pozitīvs papildinājums labam saturam. Tieši tādēļ saturs ir viena lieta, taču arī formai ir jāpievērš uzmanība. Paldies! Kol kolēģi! Tagad aicinu Martīnu Dlabajavu. Paldies! Paldies arī par pozitīvu informāciju. Es uzskatu, ka ir nepieciešams atbalstīt jūsu priekšlikums. Ļoti labi, ka mēs esam tik ļoti ambiciozi. Mēs visi nepacietīgi gaidām, ko Eiropas komisijas uh, oficiālo prezentāciju par Eiropas ražošanas politiku. Būs arī jauna motivācija, lai varētu veicināt izaugsmi. Uh, Un tas būs tiešām labs pamats, lai mēs varētu nākotnes izaicinājumus uh, risināt un stāties tiem pretī. Vai tas nozīmē, ka mēs joprojām meklējam tos risinājumus, vai arī varbūt esam jau daļu atraduši? Mēs esam daudz runājuši par to, kā atbalstīt dinamiskus uzņēmumus Eiropas Savienībā. Eiropas parlamentā daži kolēģi ir teikuši, ka mums ir nepieciešams mainīt uh, noteikumus attiecībā uz konkurenci tirgu un varbūt būtu nepieciešams lielo uzņēmumu turpmāko attīstību apturēt. Taču ir viena lieta, ko es gribētu atzīmēt, ka pašā sākumā neviens uzņēmums nav bijis liels. Parasti viņi sāka mazi. Eiropā ir daudz priekšrocību. Tas ir mūsu uh, potenciāls. Tie ir mūsu mazi uzņēmumi. Šie uzņēmumi aug, viņi ir auguši arī pagātnē, un viņi ir radījuši daudz jaunu darba vietu. Vēlos uzzināt, ko Eiropas komisija plāno darīt, lai varētu nodrošināt to, lai Eiropas tirgu būtu lieli uzņēmumi, kas ir veiksmīgi, bet te pašā laikā, lai darbotos arī vidēji un mazi uzņēmumi, kas ir tikpat veiksmīgi un kas var turpināt izaugsmi, un lai tie varētu darboties gan Eiropas tirgu, gan arī startautiski. Esmu ļoti gandarīta par jūsu vēlmi koncentrēties uz MVO, bet vēlētos arī uzzināt, kā jūs plānojat nodrošināt to, lai domājam par mazajiem, uh, lai šis princips tiktu uh, ievērots pilnīgi visās iniciatīvās. Vēlas paldies! Vēlos sniegt jums informāciju. Pirmkārt, mēs tagad uh, uzklausām politisko grupu pārstāvis, līdz ar to zilā kartīte šobrīd nav iespējama, un tā kā mēs jau esam iekavējuši laiku, tāpēc arī uh, Varu teikt, ka mēs negarantēsim to, ka vispār būs brīvais mikrofons šajā diskusijā, tāpēc arī lūdzu pieturieties pie atvēlēta laika. Libretona kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Eiropas Savienībā mazie un vidējie uzņēmumi ir vairāk kā 98% uzņēmumu un divas trešdaļas privātā sektora. Tāpēc jāveicina to rašanās un konkurētspēja, jo viņi ir ekonomiskās attīstības svarīga svira. Tas ir jādara vēl jo vairāk tāpēc, ka digitālā joma un mākslīgais intelekts ir iespēja, kas jāizmanto. Un tādējādi ir jāpieļauj tas, lai e, inovatīvākie starp tiem varētu būt par lieliem uzņēmumiem. Uh, Mums ir jādomā par vienkāršošanu piekļuvēji finansējumam, mudinot bankas sniegt aizdevumus viņiem pašām bankām sniedzot garantijas un jābūt arī lojāliem, godīgiem konkurences apstākļiem Eiropas tirgu, bet arī pārstrādājot uh, tirzniecības eh, nolīgums, kura priekšroks ir lielajiem uzņēmiem. Tāpat ir jāpalīdz eh, uzņēmiem, bet eh, šī atbalsta sarežģītums bieži vien atbaida jaunos uzņēmumus. Es esmu visai skeptisks par komisijas reālo gribu uzlabot lietas, jo man liekas, ka tāda vēstnieka iecelšana šķiet tikai tāda ārišķība. Tagad aicinu Bozolagra kungu. You, paldies, komisāra kungs, paldies, ka esat šeit un runājat par šo ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Ļoti labi, ka jūs pats esat uzņēmējs un uh, dibinātājs. Jā, es pats arī esmu dibinātājs, esmu dibinājis politisko uh, kustība, varbūt tas ir mazliet savādāk, bet tomēr es atbalstu konkurētspēju un inovācijas. Esmu ļoti gandarīts par šo jauno regulējumu, par to, ka tiek mazināta ne nedrošība un nezināšana. Mēs zinām, ka maziem vidiem uzņēmumiem ļoti grūti uh, darboties, ja ir tāda tiesiskā nenoteiktība, bet uh, skatos, ka Reniju kolēģi runā par to, ka viņi mēģinātu uh, Uh, vājināt konkurences likumus, kā ir teikuši Polijas, Vācijas, citu valstu valdības. Es tiešām ceru, ka mēs varēsim ar komisiju un parlamentu kopā nodrošināt mūsu mazu uzņēmumu konkurētspēju un ne, nevaināsim konkurenci. Liels paldies! Un tagad nākamais runātājs Debate, then then the nu, tad kāda ir loģika, kāpēc man vispār vajadzētu šeit uzturēt? Jā, paldies, esam piefiksējuši šo reglamentā aspektu, un uh, mēs esam piefiksējuši tad jūsu uzskatus par zilo kartīti, taču jūs zināt, kāda ir situācija. Mums ir noteikumi par to, kā zilā karta tiek izmantota, un mēs nepieļaujam uh, Pirmajā randā zilo karti, tad, kad runā grupu vārdā, pēc tam gan varētu. Tāpēc arī tagad aicinu nākamo runātāju, Južica kungu, lūdzu. Paldies! Tas, kas ir nepieciešams maziem vidējiem uzņēmumiem, ir mazāka birokrātija, labāka nodokļu sistēma un iespējas nodrošināt uh, konkurētspējīgus eh, risinājumus, un dalību valstis var pieņemt visus šos lēmumus tā, lai uzņēmumi varētu darboties arī startautiski un lai varētu nodrošināt uh, darbu Eiropas uh, tirgu bez jebkādiem šķēršļiem, un viens no šiem šķēršļiem ir pieeja finansējumam. Un no šī viedokļa es uzskatu pozitīvi būtu, ja Eiropas kapitāla tirgu būtu ļoti skaidri noteikumi. Uh, Mazajam uzņēmumam tas būtu liels plus, un arī Eiropas patērētājiem tas būtu liels plus, jo e, uzņēmumi e, apkalpo mūsu patērētājus. Paldies! Un tagad viena minūte ir Fabio Kastauda lūdzu. Paldies, cienījamie kolēģi! Komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs. MVU ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Un Viņi ļoti plaši strādā un labi atspoguļo uzņēmēja darbības garu. Taču mums ir jābūt uzmanīgiem, ir jānodrošina tas, lai vide būtu atbilstoša un lai globalizētajā pasaulē varētu stāties pretī izaicinājumiem. Un tas nozīmē, ka ir nepieciešama pieeja, kas ir pielāgota MBU vajadzībām. Piemēram, viens no uh, finansējuma variantiem varētu būt Investini EU programma un jānodrošina arī pieeja kredītam. Dažos gadījumos mēs nejūtamies īpaši tuvu MVU pasaulē arī šeit. Eiropas parlamenta deputāte mēs uh, uh, daudzos gadījumos nejūtam, kas viņiem ir nepieciešams, bet mums ir nepieciešams viņiem palīdzēt. Lielas paldies! Un tagad aicinu nākamo runātāju Jensu Gizekē pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, cienījamie kolēģi! Vēlos pateikties uh, kolēģi Hanai Virkunenei un pieslietēji pieslēgties viņai, un es uzskatu, ka Šefkoviča kungs varētu rakstiski atbildēt uz mūsu jautājumiem. Pirmkārt, runājot par MVU filtru, šobrīd uh, komisija uh, šo testu izmanto brīvprātīgi, kā tik tiešām varētu ļoti konkrēti pielāgot šo testu MVU filtram, un ir nepieciešams nodrošināt lielāku un plašāku tvērumu, tā lai MVU instruments būtu efektīvāks. Nākotnē Kad uh, mēs runājām par jauniem normatīviem aktiem, ir nepieciešams ļoti konkrēti izvērtēt, kā tas ietekmēs mazus un vidējos uzņēmumus, un tam ir jābūt obligātam un neatkarīgam. Un tas pats attiecās arī uz Eiropas zaļo kursu. Kā būs ar to? Ir svarīgi, lai normatīvie akti par uh, Eiropas zaļo kursu uh, Uh, lai šo noteikumu ietekmē uz MVU tiktu ļoti rūpīgi izvērtēta. Šeit mums ir trīs neatkarīgi speciālisti, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs izveidotu šo neatkarīgo vērtēšanu komiteju. Un tad vēl par reģionāliem nacionāliem noteikumiem. Daudzos gadījumos tie ir daudz stingrāki, un līdz ar to vairs nav šo vienoto spēles noteikumi, un tāpēc arī tas, ko jūs pieminējat, komisāra kungs, par principu one in, one out un par to, ka ir nepieciešams piedāvāt uh, uh, risinājumus, un tāpēc arī varu teikt, ka tautas partijas uh, grupa ir jūsu pusē. Paldies! Obrigado, agora a palavra ao nosso colega Nicolás González Casares. Paldies! Tagad uzklausīsim uh, Gonzales Kasārēs. Komisāra kungs, MVU ir 99% no visiem Eiropas uzņēmumiem un 90 miljoniem darba vietu uh, rada. Tādējādi viņi ir mūsu ekonomikas mugurkauls un tiešām reāli komisija ir piedāvājusi specifisku programmu vienotam tirgum, kur ir tikai uh, 100 miljoni budžets un šķiet, ka te. Uh, Mm, tas netiek uzskatīts par strateģisku elementu. MVU ir jābūt prioritātei kopienas politikā, un es ceru, ka šī prioritāte izpaudīsies arī Eiropas industrijas stratēģijā, par kuru lemsim tuvākajos mēnešos, ar konkrētiem mērķiem, kas ir izmērāmi un kas ir arī ambiciozi, lai parādītu to, ka uh, Tas viss ir nepieciešams, lai risinātu zaļo kursu un lai dotu impulsu digitālajai revolūcijai. Ir labi veidot darba vietas, bet mums nepieciešams spēcīgs finanšu satvars, kas dod skābekli mūsu MVU, stājoties pretī turpmāko gadu izaicinājumiem. Lielas paldies! Obrigado. Agora a palavra à nossa colega Lídia uh, Schrein, Schreinmacher por Un minūtu. Dank u wel, voorzitter, commissaris, collega's. Tagad Šraidenmacheres kundze. Paldies, priekšsādātāji, kolēģi. Bija ļoti inovatīva ideja veidot platformu, un tagad mm, tā platforma ir izvērsusies. Nu, tas ir tāds viens no uzņēmēja darbības piemēriem Nīderlandē, kas ir nepieciešams arī Eiropā. Un šis uzņēmējs Hans man pastāstīja, ka notiek pārmērīga regulācija, pieņemot noteikumus, un īpaši, kad e, MVU īpašnieki vēlas sākt darbību kaimiņu valstī, Bet eh, tas noteikti nav mērķis, jo vajadzētu atvieglot darbu pāri robežām. Tas ir ļoti būtiski Eiropas Savienībai. Un tas eh, nozīmē to, ka vajadzētu eh, izveidot nosacījumus. One in, one out ir ļoti labs princips. Es domāju, ka tā ir laba ideja, jo mums nevajadzētu pārāk daudz regulēt šīs lietas. Paldies! Tagad nākamais uzstāsies, bet vēl ir arī zilās kartītes jautājums Šeinmaheres kundzei. Vai jūs varat to pieņemt? Lūdzu, 30 sekundes jautājumam. Lielas paldies par jūsu laipnību, komisāra kungs. Es vēlējos uzdot Šenemaheras kundzei jautājumu, jo viņa pieminēja slogu, kāds ir MVU iekšējā tirgu Un ko jūs domājat par ideju ieviest juridiski saistošu arbitrāžu MVU, kas varētu to sākt, aizsākt un tad tiktu pieņemts um, ātras lēmums un dalību valstīm būtu beigu beigās sakāmas gāla vārds. Ko jūs par to domājat? Bretona kungs arī var atbildēt uz šo jautājumu. Šrenmaheres kundze. Jums ir 30 sekundes atbildēji. Paldies priekšsēdētāji, paldies par uzdoto jautājumu. Es eh, nezinu sīkāku informāciju jūsu priekšlikumam, un man būtu grūti eh, iztēloties, kā tas eh, iekļautos Nīderlandese vai Eiropas sistēmā, bet ja ir vienkāršāk un mazāk laika patērējams NVU sākt eh, prasību, eh, tad tā ir laba ideja. Es eh, labprāt uzklausītu arī Bretona kunga viedokli, bet jānoskaidro arī detalizētāk informācija. Jebkas, kas palīdzētu pātrināt, saīsināt procedūras, ir pozitīvs. Paldies! Un tagad Gunārs Beks, viena minūte. Mazie un vidēji uzņēmumi visā Eiropas uh, Savienībā nodrošina uh, eh, 56% ekonomiskās izaugsmas, un uh, tie nodrošina divas trešdaļas darba vietu. Banku kredīti ir ārkārtīgi svarīgi. Jāsaka, ka zaļais kurs uh, nedos cerēto, ja lielās bankas un investori nesniegs maziem un vidējiem uzņēmumiem nepieciešamos līdzekļus. Sadrukātā nauda nonāk nekustamā īpašumā, nevis reālajā ekonomikā. Negatīvi procenti, maksājumi, naudas drukāšana, iznīcina labklājību, un tas, kas paliec, tas paliek tādā finanšu sistēmā, kas vienkārši smejas par pilsoņiem un MVU, un diemžēl Eiropas Savienība ir arī šīs sistēmas sastāvdaļa. Liels paldies! Nākamais runātājs Rūsa kungs. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Komisāra kungs, es eh, ļoti uzmanīgi sekoju un izlasīju šo jauno stratēģiju. Taču uzņēmēji ir pastāvīgi cilvēki, viņiem ir pašiem savas idejas, viņi neļauj sev noteikt kaut kādas norādes, viņiem tam vienkārši nav ne laika, ne vēlmes, un es runāju šeit no pieredzes, jo pats esmu uzņēmējs. Taču, protams, mēs varam palīdzēt uzņēmumiem, taču ne jau šādā veidā, bet uh, likvidējot dažādus uh, regulējumus. Piemēram, Trumpa kungs eh, veicināja virzīju uz priekšu ASV uh, eh, uzņēmējdarbību, likvidējot dažādus um, liekus noteikumus. Taču tas, ko jūs piedāvājat, uzliek lielāku noteikumu slogu uzņēmumiem. Piemēram, likvidējot vienu noteikumu, jūs ieviešat o, divus tā vietā, un tā nav vienkāršošana. Uh, Um, turklāt ir vēl arī pasūtījumi no valdības puses un ir jānodrošina arī attiecīga samaksa. Paldies! Um, Šakokungs vai piedāvā zilās kartītes jautājumu, vai jūs to pieņemsiet? Lūdzu, 30 sekundes. SMEs... Paldies, jūs pieminējāt ļoti daudz MVU problēmu, taču, manuprāt, tie ir vairāk saistīti ar nacionālā līmeņa likumiem, piemēram, procedurālie nosacījumi un nodokļu nosacījumi. Tad ir mans jautājums, vai jūsuprāt, lai tiktu no šādiem uh, ierobežojumiem, vai mums nevajadzētu harmonizēt nacionālās eh, normas Eiropas līmenī, jo, lai tiktu vaļā no šiem šķēršļiem, vajadzētu ieviest kopīgas nosacījumus Eiropas savinības līmenī. Tātad mans jautājums, vai jūs prāt ir nepieciešama lielāka harmonizācija Eiropas Savienības līmenī? Paldies! Lūdzu, Sokolkungs. Manuprāt, eh, risinājums vienmēr ir skaidrs. Mēs esam pret to, ka Eiropas Savienība uzliktu nodokļus. Tas ir tiešām dalībvalstu kompetences jautājums. Tas šeit nav runa par tikai par nodokļiem, ir runa par ļoti lielu regulējumu kopumu, kas noslogo uzņēmumu. Šeit nav runa tikai par nodokļiem, un nodokļi ir nacionālā kompetence. Tādēļ neatbalstu Eiropas Savienības līmeņa regulēšanu. Paldies! Nākamais runātājs Papadakis kungs, vienu minūtu lūdzu. Jā, runājot par MVU, ir daudzi mazi un ļoti dinamiski e, mazi uzņēmumi. Ir tādi uzņēmumi, kuriem ir ļoti maz darbinieku. Um, laika gaitā vienmēr ir apliecinājis, ka pēc tam, kad milzīgie koncerni ir vēl uh, atstājuši kaut kādus naudas paliekas mazajiem, tad eh, šie mazie uzņēmumi nemaz nespēja izdzīvot. Ir milzīgs bezdarbs, milzīgs problēmas, jo vienkārši lielās zivis apēd šīs visas sīkās. Un tas ir saistīts vēl ar daudziem citiem Eiropas Savienības aspektiem, kur tiek veicināta lielo uzņēmumu spēku kumulācija. Tagad mēs vairāk runājam par uh, Grieķijas situāciju, kur neodemokratija piedāvā jaunas nodokļu noteikums, kas neatvieglos šo situāciju. Vienīgā iespēja, kā izkļūt no šī strupceļa cilvēkiem, ir sanākt kopā ar skartajām grupām un cīnīties pret monopolu. Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs Pīperkungs, pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mums radies tāds iespējas, ka mm, uzņēmē darbība MVU līmenī tiek augsti novērtēta komisijas kolēģijas pusē, Bretona kungs, Šeškovičs, Gabriela komisāri visi ir uh, uzņēmušies atbildību pret uh, uzņēmumiem. Šeit ir jāpiemina dažādi struktūra fondi, apvārsmes, tirgus kapitāla savienība. Lielas paldies par visiem šiem priekšlikumiem MVU. Šodien vēlos pateikties Bretona kungam. Veicināšana nenozīmē visu, tāpat kā to nenozīmē finansēšana, nepieciešama ietver noteikumu. Mums ir nepieciešams atvērts iekšējais tirgus, likumi, ar mazu birokrātiju, godīga piekļuve datiem. Mums nepieciešams jaunais zaļais līgums ar CO2 emisiju samazināšanu. Nepieciešama arī ietekmes novērtējumi, jo īpaši MVU. Dāmas un kunga, MVU politika nozīmē kaut ko vairāk par finanšu atbalstu. Noslēgumā divi aspekti. Pirmkārt, mēs gribam tādu komisiju, kas aplūkojas uz. Uh, uh, sabiedrību šķērsgriezumā, taču Bretona kungs mums nepietiek ar to, ko jūs piedāvājat. Mums ir nepieciešama īpaša amats, uh, un to būtu jāuzņemās komisijas priekšstādā, citādi turpināsies šī sadrumstalība. Un otrkārt, mums ir nepieciešama jauna MVU definēšana, jo tieši viņi veido pamatu visiem uzņēmumiem. Arī vidē lielajiem uzņēmumiem ir nepieciešams attiecīgs regulējums. Tātad komisijai pie tā ir jāstrādā, jānodrošina ne tikai subsīdijas, bet jānodrošina skaidri labi noteikumi MVU nozarē. Paldies! Eh, Kutajārs kundze, lūdzu, nākamā viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Esmu pārliecināta, ka jūs varat man piekrist, lai mēs būtu konkurētspējīgi, mums ir jāspēj pielāgoties šī jaunā MVU stratēģija stratēģija noteiks Eiropas lomu globālajā tirgū. Ja mēs gribam, lai mūsu uzņēmumi būtu konkurētspējīgi, mums ir jāpātrina pārveidošanās procesi, mums ir nepieciešams iesaistīt tehnoloģijas, mums ir jānodrošina, lai MVU var piekļūt uh, finansējumam, resursiem, publiskajam iepirkumam, mums ir jāvienkāršo procedūras. Uh, un jāuzlabo vienotais tirgus. Mums ir jāuzlabo pieejamie instrumenti pret negodīgu konkurenci. Mums ir jāpalielina esošo instrumentu izmantošana. MVU rada Eiropas Savienības tautsēmniecības pamatu. Divas trešdaļas no darba vietām nodrošina MVU nozari. Tas, tā ir ārkārtīgi nozīmīga nozare. Tādēļ Mums ir eh, nepieciešams atbalstīt šos uzņēmumus. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Botuškungs. Paldies! MVU ir ārkārtīgi nozīmīga Eiropas Savienībā. Mums ir jāpieņem šeit pareizie likumi. Mums ir jāpalīdz šiem uzņēmumiem, tie ir būtiski ekonomikas spēlētāji. Tādēļ lielas eh, m, bāžas eh, rada šie fakti aspekti, ka MVU saskars ļoti daudziem ap, apgrūtinājumiem, ir pārāk daudz nosacījumu, ārkārtīgi striktas kontrolas dažās dalībvalstīs, problēmas ar personālu. Dažreiz ir jāatzīst arī eh, korupcija valsts līmenī. Tas tiešām ir lielas problēmas, un pat Eiropas eh, fondi nevienmēr visās dalībvalstīs ir pieejami uh, visiem uzņēmumiem. Ir dažādi indikatori un procedūras, kuras nav iespējams īstenot. Bieži vien mums ir nepieciešams pētījums par to, lai skaidri noskaidrot, kas ir tie iemesli, kādai bankrotē šādi MVU un ko mēs varam darīt, lai palīdzētu tiem. Komisāra kungs, mums ir jāparūpēs par to, lai Eiropas likumi tiktu uzlabot, lai tos ātri īsteno dalību valstīs. Un, lai sekotu ne tikai likumu vārdam, bet garam. Paldies. Nākamais runātājs Dare Kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija diezgan maz ko paveica MVU labā. MVU ir nepieciešami finanšu instrumenti, kurus Eiropas Savienībai jāgarantē. Taču bieži vien lietotāji trūkst informācijas par šiem Eiropas senības instrumentiem, un uh, komisija taču ļoti labi zinām šo instrumentu lietotāju vajadzības, to apstiprina arī Eiropas Savienības tiesa. Revizijas palāta, kas uh, publicēja pētījumu 20. 9. janvārī par šiem aspektiem. Mēs diskutējam par labāku regulējumu MVU labā, bet, lai to panāktu, uzņēmumiem vienkārši jānodrošina vairāk informācijas. Mūsu MVU nevajag vairāk regulējuma, nē, viņiem vienkārši vajag uh, vienkāršotāku birokrātiju, instruments, kas veicina to konkurētspēju, kā arī aizsardzību, aizsardzību no sociālā dempinga socioekonomiskie, socioekoloģiskie instrumenti, saskaņota pieeja. Tas viss atbalstīs uzņēmums, lai nodrošinātu tiem iespēju darboties stabilā vidē. Un tas atbalstīs arī uzņēmums, kas uh, iestājas par ilgtspējīgu attīstību. Es arī esmu mazais uzņēmējs un varu jums teikt, ka mums ir nepieciešams vairāk faktu un mazāk runāšanas. Paldies! Nākamā runātāja Kemps kundze. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. MVU veido Eiropas tautssaimniecības mugurkaulu pamatu, kā tas vairāk kārt tika minēts. Tas ir ļoti dažādi ierobežojumi garā ārēji, gan iekšēji smagā birokrātija, kas apgrūtina uzņēmē darbību un citi aspekti noved pie tā, ka MVU dibināšana, vadīšana ir ārkārtīgi grūta lieta. Uh, attiecīgs regulējums Eiropas Savienībā ir ilgtermiņa mēķis, taču kā tas praksē tiek īstenots? Piemēram, tiek uh, pieņemta mobilitātes pakotne, ar kuru vienkārši iznīcina konkurētspēju. Piemēram, Polijā uzņēmumi bankrotē. Tiek palielinātas transporta izmaksas, šis jaunais regulējums pilnībā neņem vērā tirgus uh, realitāti, pakalpojumu nozares deregulācija var palielināt izaugsmu par 1,7%. Un šādi atverot atsevišķos sektors, nodrošinot deregulāciju, mēs eh, varam virzīties uz priekšu. Paldies! Paldies! Eh, nākamais runātājs. Dekas Tijā Vēras kundze, lūdzu, pusotru minūtu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, godoto komisāru kungs, paldies jums, paldies, ka jūs šeit atkal esat ieradies pie mums. Mēs jau visi to zinām, ka liela daļa Eiropas uzņēmumu ir mazie un vidējie uzņēmumi, kuros strādā ļoti daudz nodarbināto. Un šodien jau ļoti daudz, kas tika teikts par šiem uzņēmumiem, kas man nebūtu jāatkārto. Protams, ka tas viss ir ļoti nozīmīgi. Mums ir jāsadara kaut kas MVU labā, lai tie varētu izmantot dažādās priekšrocības, jaunās digitālās tehnoloģijas. Tādēļ ir ļoti būtiska šīs jaunās digitālās tehnoloģijas un infrastruktūras. Šobrīd ir tā, ka tiek īstenots Eiropas kodeks elektrokomunikācijām, stikla šķiedrām, 5G tīkliem. Tie visi ir ārkārtīgi nozīmīgi aspekti, lai nodrošinātu šo digitālo pārmaiņu procesu. Uh, un komisija ir atbildīga par uzraudzību, par uz, īstenošanas uzraudzību, kas tai ir arī jādara. Tas ir ļoti nozīmīgi. Un vēl viens aspekts, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs Eiropas Savienībā, tas attiecas uz datu pārvaldību, kur nepieciešams attiecīgs kapacitātes atļaujas un arī informācija, bet, lai to īstenot, ir nepieciešams plāns Eiropas Savienībā. Mums ir jābūt ambicioziem ar skaidriem, izmērāmiem mērķiem. Uh, un jāuzstāj uz to, lai visas dalībvalstis eh, spētu pārvarēt atpalicību, kas valda vēl diezgan digitālajā nozarē. Paldies! Eh, jums tiek uzdots eh, zilās kartītes jautājums, vai jūs to pieņemat, kas tie jau vērs kundze? Jā, lūdzu, 30 sekundes. Man ļoti patīk jūsu ideja par mm, uzlabot, par digitalizācijas uzlabošanu apmācībām uzņēmumiem. Un mans jautājums ir tāds, kur jūs saskatāt Eiropas Sanības lomu palīdzot eh, šajā procesā, lai pareizie dati nokļūtu pareizajiem lietotājiem, lai notiktu pareiza analīze un tā tālāk. Lūdzu, pusminūti jūs atbildē. Jā, es atbildēšu spāniski. Paldies! Pastāv ļoti dažādas iniciatīvas, piemēram, datu jomā. Šobrīd pie mums esošais komisārs, viņam ir ārkārtīgi milzīga pieredze, ko, par ko varējām pārliecināties arī iepriekšējā diskusijas laikā. Uh, Un mums būs attiecīgā Eiropas datu stratēģija, un varēsim tad par to debatēt. Taču, manuprāt, ir ļoti divas būtiskas iniciatīvas. Pirmkārt, šis Eiropas kodeks e, Eiropas saimnības elektrokomunikāciju tīkliem, stikla šķiedras tīklu un 5G tīklu attīstīšanai, un otrs aspekts ir, ko Eiropas saimnība varētu paveikt, lai parūpētos par to, lai cilvēki būtu apmācīti ar nepieciešamiem kapacitātēm, pie tā varētu vēl piestrādāt. Runātāja tiek pārtraukta. Paldies, mums ir jāievēro runāšanas laiks. Saka priekšsēdētājs, mēs esam mazliet aizkavējušies 20 minūšu garumā. Tātad mēs esam 20 minūtes jau nokavējuši, pārsnieguši programmu. Tādēļ no šī mirkļa vairs nepieļaušu nevienu zilās kartītes jautājumu, lai mums šeit vēl nav jāsēž līdz pusnaktī. Un tagad došu vārdu Buhēt kungam. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Izskatās, ka pirms manis vēl bija kāds runātājs. Jā, priekšsēdētājs saka, atvainojos, vārds ir Leteo Markes kundzei, vienu minūtu lūdzu. Pēc tam jums, Buhēt kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Portugālē tika īstenot iniciatīva uzņēmēju atbalsts. Tas nozīmē to, ka 45 minūšu laikā varēja izveidot uzņēmumu, nodibināt. Līdz tam bija nepieciešams apmēram 55 dienas, lai nodibinātu uzņēmumu. Labākā likumu pieņemšana nozīmē vairāk likumu. Nē, mēs, tas nenozīmē to, ka mēs at, nesargājam vairs mūsu patērētājs uzņēmums. Nē, tas nozīmē to, ka ir jāizmanto mūsu pieejamās tehnoloģijas un inovācijas, lai atvieglotu mūsu uzņēmumu pilsoņu dzīvu. Lai atvieglotu labāku tiesību aktu ievērošanu, lielajiem uzņēmumiem ir visi pieejamie līdzekļi, lai nodrošinātu to, ka tiek ievērot dažādie likumi. Taču MVU nevar tam tērē tikpat lielus resursus, un tas pat var ietekmēt šo uzņēmumu biznesa modeļus. Un tas nozīmē to, ka MVU atpaliek, eh, nogrimst birokrātijā, un to ekonomiskais spēks nav tik vērtīgs. Paldies! Tagad vārds Buhaitu kungam. Vienu minūtu, lūdzu. Dāmas un kungi! Pie mums ir eh, izplatījusies lobbyistā puķaino labklājības iznācinātāju lobbyjas, kas vēršas gan pret lieliem koncerniem, gan pret MVU, jo īpaši mūsu zaļie kolēģi šeit uzskata, ka valsts ekonomikas politikas problēmas var atrisināt iejaucoties, nevis, ka to var paveikt pati konkurence. Tas, tas tā nav. Mēs jau gadiem zinām, kādas ir problēmas MVU vidē. Uh, īpaši runājot par nodokļiem, par birokrātiju. Jaunais zaļās vienošanās un CO2 nodokļi turpmākajos gados vēl vairāk apgrūtinās šos uzņēmumus. Birokrātija mm, vēl vairāk nekā lielie koncerni ierobežo uzņēmē darbības vidi MVU jomā. Un jaunajam sauklim vajadzētu būt saukties nevis vairāk regulējumu, bet eh, labākam regulējumam. Un beidzot, taču mums ir mūsu vidusšķirai jāatļauj atgriezties pie tās galvenā uzņēma, uzdevuma, kas ir visas uh, uzņēmējdarbības pamats. Un tagad vārds Bušādas Vila Bauskungam lūdzu vienu minūtu. Paldies, priekšēdētāji! Spānijā MVU veido 99% no uzņēmē darbības vidus, un neraugoties uz šo nozīmību, tas, šī nozara saskars ar ārkārtīgi milzīgu birokrātiju, dažādiem ierobežojumiem, ar piekļuvi finansējumam, un tieši jaunā sociāla komunistiskā valdība ir uzlikusi jaunus nodokļus, kas atkal visu sadārdzinās uzņēmumiem. Uh, Tiek apgalvots, ka ir jānodrošina lielākas algas, lai cilvēki varētu cieņpilni dzīvot, lai varētu nodrošināt ģimenes, taču tas viss nevar tikt uzlikts uz MVU um, pleciem. Ir jānodrošina tikai lielākas algas, bet arī lielāka peļņa uzņēmumiem. Tas rada problēmas. Ļoti daudzi jauni uzņēmumi Spānijā likvidējas pirms sasniedz piecu gadu vecumu. Protams, ka labāks regulējums eh, tas ir laba lieta, taču mums ir jābūt drosmīgiem, ambicioziem. Ir jālikvidē liekas normas, jāsamazina sociālies noslogojums un jānodrošina labāks eh, piekļuvu finansējumam. Mums nav nepieciešams vairāk stratēģijas, bet gan vairāk brīvības. Paldies! Nākamā Karvaljo kundze lūdzu. Senhor Presidente, Paldies! Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, MVU ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Tādējādi nevar tos pārslogot ar um, Eiropas uh, nacionālo un reģionālo birokrātiju. Svarīgi ir lietas vienkāršot, palīdzēt MVU. Komisija šeit fokusē uzmanību uz uh, regulu ar mērķi veicināt MVU turpmāko attīstību. Ir uh, plāns, kā veidot šo regulu, uh, un tas ir izšķirīgi svarīgi uzņēmumiem, arī pārobežu aktīviem uzņēmumiem, lai nodrošinātu taisnīgus spēles noteikumus. Uh, mūsu kompānijām. Tām jānodrošina piekļuve arī Eiropas fondiem un piekļuve informācijai, kā arī jāatvieglo noteikumi, jāvienkāršo noteikumi, kas piemērojami dažādiem fondiem, arī 2020 apvāršņi ietvaros un MVU īpašo finansēšanas instrumentu ietvaros. Uh, atvērts tirgus eh, uzlabo piekļuvi eh, fondu līdzekļiem, un tā, tas ir galvenais izaicinājums, kas šobrīd mūsu priekšā jāpalīdz mūsu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mazie un vidēji uzņēmumi, protams, ir ļoti svarīgi Eiropas ekonomikai. To jau mēs šeit dzirdējām samazināt birokrātiju un samazināt administratīvās normas ir svarīgi, bet vēlējos runāt par kaut ko citu. Šis darbs nedrīkst pasliktināt strādājošo situāciju. Kad komisija nāca klāt, klajā ar savu principu, viens tiek eh, atlaists un viens tiek pieņemts, vai atkal otrādi, tas man padara bažīgu. Īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir jābūt ļoti skaidri atrunātam noregulējumam. Piemēram, darba vide. Tai ir jābūt sakārtotai, un mums Eiropas līmenī ir jābūt daudz ambiciozākiem. Mums ir jānāk klajā ar jaunām iniciatīvām, un vienlaicīgi mēs nevaram pasliktināt patreiz strādājošo situāciju. Tā tad atteiksimies no iniciatīvas, ko iepriekšējā komisija bija sagatavojusi. Tā Tad līdz 250 strādājošo uzņēmumiem bija viena noteikumi un lielākiem atkal citi. Paldies. Um, vārds uh, Tomašiņš kundzi. Viena minūte. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. MVU, kā teikts, ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Viņi ir īpaši svarīgi Eiropas Savienībai dalību valstīm. Uh, Uh, un uh, mūsu kompānijām uh, īpaši interesē šo, šo uzņēmumu attīstība, investīcijas, izglītība mūža ilgumā, inovācijas ambīcijām. Uh, nevajadzētu kaitēt eh, ambīcijām, teiksim, vides jomā, nevajadzētu kaitēt eh, uzņēmumu attīstībai. Mm, pagaidām ir dažas barjeras, kas neļauj uzņēmumiem brīvi attīstīties, tāpēc katra regula jāpavada ietekmes novērtējumu, eh, kur īpaši jāpievēršas šim jautājumam. Vajadzētu uh, koncentrēt uzmanību uz deregulēšanu un uh, uzņēmē darbības atvieglošanu. Paldies, Stef Štefanečkungs, viena minūte. Pusotra minūte atvainot. Paldies, um, priekšsēdētāji kolēģi. Komisija attīstot savu programmu pievērsusies MVU kā vienai no prioritātēm, tas ir ļoti svarīgi. Šīs uh, kompānijas uh, spēlē uh, ļoti svarīgu lomu, ir arī ļoti ievainojamas un uh, īpaši cieši no birokrātijas. Tā kaitē uzņēmumu attīstībai nacionāli un pārobežu kontekstā. MVU daudz jāstrādā, un šiem uzņēmumiem nav laika, lai izsakotu līdzi visam, kas notiek administratīvajā jomā. Līdz ar to labi, ka komisija ir šī iniciatīva, bet uh, Pie tā nav jāpaliek. MVU jāatbalsta labāk, jādod eh, MVU eh, piekļuve kapitālam, eh, lai eksportētu preces pakalpojumus, jāpiešķir garantijas, ka viņi tiks atlīdzināti, jādod piekļuve digitālai ekonomikai, jo ne visiem MVU ir tādas kapacitātes Līdz ar to vajadzīgas programmas, kā Erasmus jauniem uzņēmējiem, piemēram, lai palīdzētu viņiem jaunieši. Uh, tātad jauni uzņēmēji dara ļoti svarīgu darbu, un mūsu pienākums ir viņiem palīdzēt. Paldies, Balta kungs, viena minūte. Paldies priekšsādātājiem, komisārkungs. Mēs zinām, MVU uh, ir daudz dažādu izaicinājumu šai posmā. Viņam jāpalīdz, jāpalīdz sasniegt finanšu mērķi, tas nāks par labu visai Eiropas Savienībai. Viens no svarīgākajiem mērķiem uh, komisijā ir tikt galā ar klimata problēmām. Un uh, te jāatbalsta MVU, lai viņi varētu piedalīties šajā zaļajā kursā. Uh, izglītībā, tirzniecības aktivitātēs, šai, šais ekonomikas zaļināšanā, tad arī uh, cilvēku, no, cilvēku darba vietu nodrošināšana, uh, kas uh, ir īpaši problemātiska trešajās valstīs kur MVU sektors nav pietiekami attīstīts, un šiem valstīm bieži arī trūksta budžetlīdzekļu, lai sniegtu attiecīgu atbalstu šim sektoram. Jāizskata subsīdijas, kas eh, varētu tikt piešķirtas MVU, un jādara viss, lai MVU saņemtu šīs subsīdijas un uzlabotu potenciālu, lai pienācīgi uh, attīstīties tālāk un eh, nodrošināt arī tā sniegt labu konkurenci. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze! Stiprināt eh, MVU situāciju, varbūt, ka tas eh, ir viens no svarīgākajiem Eiropas uzdevumiem. Mēs tālu atpaliekam no mūsu globālajiem konkurentiem, un mums nepieciešama spēcīga, visaptveroša visa Eiropas programma, ja mēs vēlamies būt konkurētspējīgi. spējīgi. Tātad eh, komisija ir ieviesusi principu viens ienāk, viens iznāk. Tas varbūt ir labs princips normatīvajos aktos, bet eh, praktiski jau tas nozīmē nulli. Mīnus un plus kopā ir nulle. Ja mēs vēlamies Eiropā radīt adekvātu biznesa vidi, tad eh, man ir jautājums komisijai. Kāpēc jūs esat izvēlējušies šo vienādojumu mīnus un plus ir nulle? vai mums tomēr nevajadzētu izvēlēties kaut ko ambiciozāku. Tā tad viens plus un viens mīnus. Jūs apgalvojat, ka tas samazinās MVU administratīvo slogu par 30%. Bet eh, jā, mēs jau visi esam pret birok birokrātiju un īpaši mans politiskais spēks moderāti iestājāmies pret to. Paldies. Tagad Jorī kundze. Pusotra minūte. Paldies eh, priekšsēdētāji, komisāri, kungs. Eiropas ekonomikas eh, izaugsmas eh, pamats, eh, mugurkauls ir mazie vidējie uzņēmumi, bet tie tiek konfrontēti dažādiem izaicinājumiem - birokrātija, lāna izaugsme. Līdz ar to mums jādara viss, lai MVU palīdzētu ar tādām saprātīgām uh, vadlīnijām. Un pagaidām tiešām lielas problēmas ar konkurētspēju. Saskaņā globālu konkurētspējas indeksu un no 19. gada Austrumāzijā Singapūru uh, um, vadībā mm, tur tas reģions, kur MVU ir konkurētspējīgi. Savukārt uh, mēs atpaliekam, bet tur MVU daudz mazāk tiek regulēti. Tātad uh, tur viņiem veidojas priekšrocība. Uh, attiecības ar trešām valstīm, tātad digitalizācija, digitalizācija, inovācijas. Eh, šiem tematiem jābūt mūsu uzmanības centrā. Mums jāiet uz priekšu pakāpeniski, eh, un eh, komisijai jāskatās, jāraugas, lai katrā posmā tiktu sagatavoti attiecīgi tiesību akti, lai palīdzētu MVU augt un attīstīties. Un tā tad lūdzu šis MVU filtrs tiešām jāievieš, jāpiemēro visiem regulējumiem, lai nodrošinātu labas izaugsmes iespējas. Paldies, Veiskundze. Viena minūte. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Ļoti labas debates. Eh, ir svarīgi, ka mēs iestājāmies par iedzīvotājiem, un, protams, eh, arī Eiropas Savienības nākotnē tas ir svarīgi. Es esmu strādājusi kā publiskajā sektorā veselības aizsardzībā, ka tā arī vadījusi pats savu uzņēmumu 12 gadus, un man ir konkrēti jautājumi. Daudz MVU uzskata, ka visas normas traucē viņiem strādāt un ļoti daudzi savu darbību pārtrauc. Un kā komisija eh, efektīvāk palīdzēs šiem uzņēmumiem nākotnē? Un mans otrs jautājums. Ko eh, komisija darīs, lai zaļi strādājošie MVU varētu gūt lielāku labumu no Eiropas Savienības noslēgtajiem tirsniecības līgumiem. Ļoti daudz MVU uzskata, ka praktiski šie noslēgtie tirsniecības līgumi neko labu nedara nedz klimatam un vidē, nedz arī MVU. Ja mēs tiešām vēlamies palīdzēt MVU, tad eh, mums ir reāli kaut kas jādara MVU darbības saistīšanai kopā ar klimata izmaiņu apkarošanu. Paldies! Paldies, tagad Pereira kundze, viena minūte. Paldies priekšsādātājiem. Komisija parasti runā par MVU un izskaidro, kāpēc tur nepieciešams uh, lielāks regulējums, mazāks regulējums, deregulējums, bet uh, par MVU interesēm nerunā. To, tās regulē vairāk nacionālie tirgi. Tāpēc, uh, kad cieš nacionāla ekonomika, MVU cieš līdzi, mm, ja Eiropas Savienības līmenī uh, Uh, notiek devalvācija, banku krīze, pirmie cieši uh, MVU. Uh, pagaidām par MVU drošību es līmenī nerūpējamies gan, un tas ir mūsu pienākums, jā, pasargā MVU no lielām bankām un uh, lielām finanšu interesēm. Paldies! Paldies! Līdz ar to esam noslēguši šo garo sarakstu, runātājs sarakstu. Nu, tagad atpaliekam jau par 25 minūtēm. Tā tad mm, man te pieteikušies daudz runātāju brīvā mikrofona ietvaros, bet es pieņemšu tikai divus runātājus no katras politiskās grupas. Pirmais būs Keifokungs. Paldies priekšsēdātājiem! Eiropas iestādēm jāaizstāv MVU, jāmazina birokrātija. Un tāpēc man ir priekšlikums. Mums ir šāda iespēja. Mums vajadzētu ieviest uh, universālu augšējo robežu uh, reģistrēšanas PVN, teiksim, nemazāk par 100 tūkstošiem eiro. Bulgārijā pagaidām šis liekas ir zem 25 tūkstošiem eiro, un tas nav taisnīgi. Un man ir vēl viens priekšlikums - minimālā aplikšana nodokļiem. Tad minimums nodokļu minimums, eh, kurš garantētu taisnīgu konkurētspēju eh, uzņēmumiem visā Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Hašel kungs, viena minūte. Paldies! Paldies par vārdu. Tā sauktā zaļā kursa īstenošana vai pārēja uz zaļāku, digitalizētāku ekonomiku. Uh, tik tiešām ļoti noslogos MVU. No vienas puses, jā, tie veido ekonomikas mugurkaulu, no otras puses tie ir ļoti ievainojami. Ja notiek krīze šobrīd vai vēlāk. Tātad, kas nepieciešams? Nepieciešams uh, tiesiskums, kas uh, praktiski jāīsteno, uh, konkurētspēja jāizstāv un nepieciešami skaidri juridiski noteikumi. Uh, to darbībai. Tātad labi, ka komisija nāk klājā šo iniciatīvu un nepieciešams nodrošināt stabilu juridisku vidi, jo tiem bieži trūkst absorpcijas spējas attiecībā uz izmaiņām. Tātad ļoti labi, ka pieņems noteikums one in, one out. Jo birokrātijas noslogojums tiešām ļoti kaitē MVU darbībai. Tātad nepieciešams no, nu, piedāvāt viņam vairāk iespēju. Paldies, Volis kungs, viena minūte. Es eh, neuzskatu, ka labāks regulējums palīdzēs MVU. Esmu bijis uzņēmējs visu mūžu. Problēma ir eh, stulba birokrātija. Runājot par labu regulējumu, īstenībā eh, tā trūkums var kaitēt MVU. Mēs neregulējam banku sektoru, un tā ir liela problēma MVU. Uh, kad uh, spīd saule, kad uh, līst, visu laiku bankas kļūst bagātākas un MVU cieši. MVU nav nekāda veida aizsardzības, nekāda veida garantiju. Procentu likmes, dividendes, tas. Um, Eh, vispār netiek regulēts, eh, piemēram, īrijā, un tas ļoti kaitē MVU. Tas, ka nekas netiek labi regulēts. Un arī uh, valdības atbalsta trūkums, protams, uh, arī jūtams. Paldies, Nībleres kundze, viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem, komisāra kungs, kolēģis, kolēģi. Mūsu firmas uzņēmumi ļoti, ļoti cieši no birokrātijas. Nu, konkrēts piemērs uh, - liela problēma MBU uh, manā dzimtenē. Šie A1 uh, certifikāti tie ir dokumenti, kas jāiesniedz, ja vēlas sniegt pakalpojumus kādā citā Eiropas valstī, jāpierāda Uh, savs piedarīgums uh, kādai sociāla nodrošinājuma kompānijai. Un, uh, ja galdnieks savu galdu vēlas pārdot citā valstī, viņiem šis A1 certifikāts jāved līdzi, jāsaņem vienā valstī, jāiesniedz otrā valstī, citādi viņam draud gandrīz vai cietums, tas ir ļoti kaitinoši. Komisāra kungs, jūs taču iestājāties par digitalizāciju. Uh, Nu, izdariet taču kaut ko, lai mēs tiešsaistē varētu nokārtot šos A1 dokumentus. Tas taču palīdzētu apkarot arī nelikumīgu darbu. Um, vai tiešām mēs nevaram digitalizēt A1 certifikātus? Tas taču būtu lieliski. Paldies, Dēlī kundze, viena minūte. Paldies priekšsēdātājiem. Ļoti labi, ka mēs runājam par MVU. MVU nodarbina daudz cilvēku, maksā uh, daudz nodokļu, vismaz īrijā ļoti daudz arī strādā. Uh, ja salīdzinām to ar uh, tiešajām uh, ārvalstu investīcijām, uh, nu tur tiešām lauksaimniecība saņem visu naudu. Savukārt uh, multinacionālas kompānijas nodokļus nemaksā vispār un par viņiem eh, viss jāmaksā MVU. Nu, tagad tīries eh, valdībai kaut kas jāsaka. Un ko saka valdība? Valdība neiekasē 14 eh, miljārdus no Apple, un visu šo naudu varētu taču ieguldīt MVU. Tā viena cilvēka birokrātija ir otra cilvēka regulēšana. Uh, Mēs neatbalstām birokrātiju, mēs vēlamies labu regulējumu, zelta standartus nodarbinātībai un MVU aizsardzībai. MVU ir jāatbalsta. Paldies. Tagad brīvā mikrofona procedūra tiek izbeigta. Atvainojiet, ka nevaru dot vārdu visiem gribētājiem, bet, kā teicu, esam atpalikuši par 25 minūtēm, tāpēc došu vārdu Bretona kungam. Monsieur le Président, Prieksēdētāji kungs, dāmas un kungi, godātie parlamentārieši, paldies par šīm interesantajām un auglīgajām debatēm. Un klausoties jūsos, jau ir skaidrs, ka, protams, mēs apzināmies tās problēmas, ar kurām sastopas mazie un vidējie uzņēmumi kāda ir ekonomiskā drēbe, kā tas viss savēr, savērpjas kopā. Un bija tādi jūs starpā, kuri atbalstīja komisijas ideju un atbalstīja to, ka MVU ir jābūt vairāk integrētiem mūsu vērtībās un finanšu ķēdē. Viņiem jābūt vieglāk pieejamiem kredītiem un īpaši runājot par digitālās ekonomikas piedāvātajām iespējām. Mēs e, visi apzināmies, un tās ir visu mūsu kopīgas bāžas, un tās jau šeit izskanēja. Mēģināšu tagad varbūt e, nedaudz atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem un komentāriem. Un e, varbūt tad jā, nedaudz sīkāk arī pieskaršos pie tā, ko tad komisija piedāvā industriālā līmenī. Uh, Protams, eh, mūsu industriālajai politikai ir jābūt, jāiet roku rokā ar MVU. Es eh, ar Šefkoču kungu, kas ir mans kolēģis komisārs, eh, mēs esam strādājuši pie metodoloģijas un nākamajā, nākamajā publiskotajā paziņojumā Mēs varbūt eh, sīkāk jau izanalizēsim šo viens eh, iekšā, viens ārā. Bet, protams, kam tas ir jāskatās tādā visaptvarošā skatījumā, un eh, ļoti daudz kas no šī birokrātiskā sloga tiek radīts dalību valstu līmenī. Vēl eh, pagaidām nav eh, runāts par to, kāda būs šī mūsu piedāvātā normatīvu ehm, atviegļošana, bet šodien jūsos klausoties, es eh, zinu, ka tiks izveidota viena jauna darba vieta un būs viens komisijā, kurš būs atbildīgs par šo jomu, kurš tieši nodarbosies ar sabiedriskās domas apklausīšanu un MVU ideju apkopošanu. Godātie parlamentārieši, jūs eh, jau esat iepazinušies ar eh, šīs, eh, šīs darba vietas galvenajiem uzsvariem. Es um, Esmu pārliecināts, ka mums ir jāskatās tādā plašākā skatījumā. Ne tikai, ne tikai MVU situācija mūsu ekonomikā, bet eh, vispār mūsu ekonomika, jo tajā, protams, ir daudz sviras. Vairāk no jums jau to pieminēja, ka mm, arbitrāžas eh, mehānisms varētu būt interesants, bet, eh, protams, ka tā ir tāda tēma, kas man interesē lielā mērā, jo, kā jau jūs teicāt, ļoti daudz MVU izvēlas negriezties tiesā tādu vai citādu argumentu dēļ, jo procesi ir pārāk gari. Par e, pūļu finansējumu. E, jo ļoti daudz, kas no MVU finansējuma ir dalību valstīs, bet eh, šobrīd es eh, jums sniegšu nepieciešamo informāciju, kad tas būs vairāk zināms. Protams, eh, MVU pieejamais kredīts, tas ir ļoti aktuāls jautājums, un tieši digitālās ekonomikas situācijā tas kļūst vēl aktuālāks. 30 miljārdi ir paredzēts septiņus gadus, septiņu gadu laikā novirzīt MVU, un mēs ceram, ka tas e, palīdzēs MVU vieglāk gūt aizdevumus bankās. Tā tad e, tā ir viena trešdaļa no tās naudas, kas ir paredzēta daudzgadu finanšu schēmā, un mūsuprāt, mūsuprāt tas būs svarīgs e, instruments, kas ļaus MVU attīstīties. Tā saucamais MVU eh, filtrs. Ietekmes seku novērtējumā tas darbojās, eh, un eh, šis filtrs tiek ieslēgts lēmumu pieņemšanas procesā. Un tomēr šī MVU mm, testēšanas metodika ir decentralizēta un visās novērtējuma fāzēs tiek izvērtēts tas, vai tas nāks par labu vai nenāks par labu MVU. Un um, pavīdēja vidēji, ka vajadzētu izveidot jaunu komisāra amatu tieši MVU sektoram. Es eh, pilnībā piekrītu, ka MVU vajadzētu eh, vairāk gūt eh, publiskā iepirkumā iespēju piedalīties un arī uzvarēt. Tā arī ir joma, kas man šķiet ļoti akti, aktuāla. Un jautājums ir visiem kopā risināms, ko dalīt, darīt tālāk un ko darīt vairāk. Visbeidzot par iekšējo tirgu. MVU daudz lielākā mērā vajadzētu gūt no iekšējā tirgus piedāvātajām iespējām. Un šobrīd ir skaidrs, ka ir izveidota viena uh, tiks izveidota varbūt tāda platforma, kas ļaus MVU vieglāk darboties iekšējā tirgū. Arī digitālā pārēja ļaus MVU darboties ne tikai savas valsts robežās, bet arī pāri robežām. Un eh, šeit jau izskanēja idejas par digitalizāciju, par digitālās ekonomikas iespējām. Un eh, patiesībā digitālā ekonomika piedāvā iespējas, bet eh, tā ir saistīta arī ar jauniem izaicinājumiem, piemēram, nodokļu jomā. Un visbeidzot, eh, šā vakara debatēs daudz izskanēja šis viens iekšā, viens ārā. Es e, saprotu, ka emocijas sit augstu vilni, bet e, mēs jau vēlējāmies šo instrumentu izmantot tieši tāpēc, lai samazinātu birokrātisko slogu, lai atvieglotu darbu kā strādājošajiem, tā arī MVU. Mēs visi dzīvojam ļoti ātri mainošā pasaulē, un e, digitālā ekonomika ievieš savas korekcijas eh, mūsu, mūsu dzīvē, bet, eh, kā jūs visi ziniet, mēs šobrīd esam nostājušies uz zaļā kursa ceļ, ceļa, mainās eh, ģeopolitiskais krāsojums. Arī citos kontinentos notiek attīstība, un tas viss ietekmē arī mūsu darbu. Dāmas un kungi, tas bija viss, ko vēlējos jums bilst šovakar. Uh, Paldies par jūsu izrādīto interesi, un, kā jau es teicu, stratēģijas īstenošanas laikā arī būs daudz jautājumu. Paldies! Paldies eh, komisāram Bretona kungam. Debatas par šo jautājumu esam pabeiguši, un nākamais jautājums ir kopīgās debatas Savienības kopīgi interešu projektu saraksts un TNE pamatnostādņu pārskatīšana. Tas ir mutisks jautājums, kas tiek uzdots eh, komisijai. Tā tad eh, temats Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostāņu pārskatīšana saistībā ar 111. reglamenta punktu, proti tieši par pamatnostāņu pārskatīšanu. Savienības kopīgi interešu projekts saraksts. Debatēm ir paredzēta pusstunda. Zilās kartiņas šajās debatēs es neakceptēšu, bet eh, tomēr brīvais mikrofons būs. Tagad vārds autoram Busoja kungu. Lūdzu. Thank you so much. Yeah. Eh, paldies. Eh, paldies, priekšsēdētāja kungs, godātā komisārs kunde, kundze. Savienības kopīgi interešu projektu saraksts, īpaši TNE pamatnostāļu pārskatīšana, e, trans, ten, tātad enerģijas infrastruktūra ir svarīga, lai palīdzētu izpildīt Eiropas Savienības vides e, un infrastruktūra mērķus. TNE regulā ir atrunātas e, trans Eiropa, visa Eiropas infrastruktūru uh, galvenie ceļi un vēlētos atgādināt, ka eh, pirmie šie saraksti tika sagatavoti jau 13. gadā. Šobrīd šāds saraksts jau ir ceturtais un tas tika apstiprināts 19. gada 31. oktobrī. Tajā ir 151 projekts. 19. gada aprīlī parlaments eh, jau izskatīja regulu Connecting Europe 21. un 27. gadiem, un eh, līdz, līgum, līdz lēmēji uzskatīja, ka komisijai ir jāsagatavo TNE regulas eh, pamatpilāri. Komisijai vajadzētu iestāties arī par Eiropas Savienības klimata mērķiem līdz 30. gadam, dekarbonizāciju un patiesībā energoefektivitāti nu, uzstādīt par galveno mērķi. Te nē tika pieņemti pirms Parīzes nolīguma. Un, protams, ka te nē ir sava veida ķēdes posms eh, dekarbonizācijā. Un, eh, ja Eiropas Savienība vēlas izpildīt savus ļoti ambiciozos mērķus, vienlaicīgi nodrošinot eh, visu sektoru vienlaicīgu un pakāpenisku pārēju uz vidē draudzīgāku ražošanu, tad mums ir jāstrādā visiem kopā. Tam ir nepieciešama inovācija, stabilitāte un ekonomiska izaugsme. Vienlaicīgi mums ir jāsaglabā savu konkrētu spēju arī pasaules līmenī. Mēs esam gatavi iestāties par eh, efektīvām energoinfrastruktūrām, kas nodrošinātu vienmēr energo piegādi, vienlaicīgi neaizmirstot arī par energoavotu daudzveidību. Uh, Mēs uzskatām, ka piemērotības kritērijiem ir jātiecas arī uz energoinfrastruktūrām, un tam ir jā, tām ir jāiet roku rokā ar Eiropas Savienības prioritātēm, īpaši ar dekarbonizācijas prioritātēm. Energoefektivitātes projektiem ir jābūt kā sava veida papildinājumam vai blakus projektam Eiropas Savienības mērķi izpildēm. Mums eh, noteikti vajadzētu uzlabot energoefektivitāti, izmantot tīro enerģiju iespējas, palielināt savstarpēju savienojamību un vienlaicīgi turpināt attīstīt arī enerģijas vienoto tirgu. Komisija ir eh, nākus klajā ar savu zaļo kursu un ir doma pārskatīt šos TME pamatnostādnes pirms nākamā saraksta sastādīšanas. Doma ir, ka TNE pamatnostāļu pārskatīšana būs 20. gadā, un parlaments vēlētos dzirdēt konkrētākus datumus. Šis eh, ceturtais eh, kopīgo interešu projektu saraksts parasti tiek gatavots pat gadiem ilgi, Un eh, es vēlētos uzsvērt, ka vienu un to pašu infrastruktūru var nākotnē izmantot biogāzes, ūdeņraža ūdeņraža nodrošināšanai un arī pārējais periodā šīm TNE, TNE būs e, iespēja nodrošināt ilgtspējību. Mums ir nepieciešams e, konkrēts ceļš un konkrēts idejas, kā mēs sasniegsim oglekļa neutralitāti. Mums vēl joprojām ir 41 reģions, kura galvenais energoavots ir ogles. Paldies! Saka prieksēdētājs. Un tagad dodu vārdu Tusankundzei. Jā, paldies! planēta iet bojā, un zinātnieki arvien biežāk apgalvo, ka mums ir jāņem vērā klimata izmaiņas un kaut kas jādara. Un tomēr ekoloģiskā, ekoloģiskie centieni ir jāpasludina par prioritāriem un jāatsakās no fosīlajām degvielām. Mēs e, šajā sarakstā vēlamies e, redzēt zinātnisku pētījumu atspoguļojumu, un šobrīd tas izskatās ir tikai uh, ekonomiska un politiska kļūda, jo uh, Kā jau es teicu, tā ir ekonomiska kļūda, jo tiek turpināts investēt eh, fosīlos projektos. Pie tam investīcijas ir ļoti būtiskas, un šī, šo naudu varētu novirzīt uz labiem, uz citiem vidē draudzīgiem projektiem. Ka šis saraksts ir pieņemts, tā ir politiska kļūda, tas ir bīstami ir visai planētai un tādējādi tās iedzīvotājiem. Godātie kolēģi, es nevēlos, lai Eiropa turpinātu investēt eh, fosilajās eh, degvielās, un eh, mums visos nākamajos projektos un sarakstos ir jāizslēdz fosīlie projekti. Jā, taisnība, ka Eiropa savos pirmsākumos balstījās uz, oglekļa un, uz ogļu un tērauda savienību, bet eh, nākotne balstīsies uz kaut ko citu, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Mēs esam tiesiska valsts, un eh, mēs nedrīkstam eh, aizmirst, to, ko ir darījuši Eiropas dibināšanas tēvi, un tomēr mums beidzot ir jāpagriež mugura oglēm un tēraudam. Mums ir jābūt spēcīgiem. Es eh, iestājos par to, lai trešdien mēs noraidītu šo sarakstu un iestātos par Eiropas zaļu nākotni. Lielas paldies! Tagad komisijas vārdā Simpsons kundze lūdzu. Godāto priekšsēdētāju kungs, godātie deputāti, pirms diviem mēnešiem es prezentēju savus pārdomas par TNE nākotni un turpmāko regulējumu attiecīgajā komitejā. Šovakar man ir iespēja par šo nozīmīgo jautājumu runāt šeit plenārsēdē. Jaunā kursa rezolūcijā, kas tika pieņemts uh, janvārī, parlaments uzsvēra modernas, tīras, jaunas infrastruktūras kā vienu no nozīmīgajiem uh, projektiem jaunajā zaļā kursa ietvaros, un es tam piekrītu ir nepieciešams, lai 2017. gadā pieņemtā regula būtu saskaņota ar šo jauno zaļo kursu. Ja mēs gribam, lai Eiropa ir pirmais klimata neitrālais kontinents līdz 2050. gadam, mēs nedrīkstam kavēties. Kā jums zināms, komisija īstenoja novērtējumu. No un esmu pieņēmusi lēmumu pātrināt šī novērtējuma izstrādu un paralēli uzsākt uh, ten E uh, regulas pārskatīšanu un paliek to līdz decembrim. Galvenais mērķis ir konstatēt, kāds ietvars ir nepieciešams, lai mēs varētu izpildīt jauno zaļo kursu ir nepieciešama pārkārtošanās visefektīvākajā veidā. Līdz 2050. gadam elektrības uh, ir paredzēts, ka elektrības pieaugums būs dubultojies. Mums ir nepieciešams jaunas tehnoloģijas, viedie tīkli, piekrastes vēja, enerģijas izmantošanas, slāpekļu uzglabāšana. Uh, un jaunajam ietvaram, jo īpaši ir jāparaukās uz automatizēto sektoru, ir jākonsultējas ar ļoti plašu iesaistīto pušu loku, un, protams, ka es iesaistīšu šajā darbā arī parlamentu. Esmu apņēmusies pēc iespējas ātrāk uh, pātrināt visus darbus, taču mēs nevaram šajā pātrināšanas procesā riskēt ar nolaidību. Tādēļ esmu pieņēmuši šo decembra datumu kā īstenošanas datumu un aicinu parlamentu un padomi rīkoties raiti, pieņemot šo priekšlikumu, ko tā šīs institūcijas jau līdzvērtīgi ir paveikuši pagātnē. Ja mēs līdz 21. gadam nespēsim pieņemt šos jaunos dokumentus līdz 5. kopējos interešu projektu sarakstu pieņemšanai, tad katrā gadījumā šajās projektos būs jau atskaņots jaunā kursa prioritātes, proti tiks pārskatīti atbilstības kritēriji katriem jaunajiem projektam, ņemot vērā arī CO2 emisiju kritērijus. Otrkārt, es centīšos veicināt šajā piektā kip procesā tieši klimatīras tehnoloģijas ļoti cieši sadarbošos ar dalību valstīm, lai virzītu priekš šos projekts. Un treškārt, es spēcināšu arī parlamenta lomu, īstenojot visus šos projektu atlases procesus, iekļaujot arī reģionālās grupas, nodrošinot politisko dialogu kopā ar jums, attiecīgajām komitejām. Mūsu mērķis ir iekļaut daudz inovatīvākus projektus kas strādā pie dekarbonizācijas, kas e, īsteno viedo tīklu īstenošanu elektrības gāzes tīklos. Un noslēgumā jautājums par to, kā mēs izmantosim CEF finansējumu. PCI marķējums ir uh, viens no priekšnoteikumiem, taču nav nekāda garantija. Un nodrošinot uh, mūsu nosacījumu ievērošanu, mēs garantēsim, ka attiecīgā finansējuma piešķiršana tiks rūpīgi uzraudzīta. Cefa regula, kas nosaka šo interešu projektu finansējumu, šobrīd ir viens no nozīmīgiem instrumentiem. Es ceru, ka parlaments atbalstīs ceturto kopējo interešu projektu sarakstu, kurā ir iekļauti nozīmīgi infrastruktūras projekti, kur lielu daļu veido arī atjaunojamie resursi, kas saskars ar ļoti lieliem drošības riskiem, inovācijām. Šie projekti veido 3 ceturdaļas no ceturtās sāraksta. Un šī saraksta pieņemšana nodrošina arī trešā saraksta spēkā esamību. Tāda saraksta, kur, vair, kur 40, par 40% ir vairāk gāzes. Uh, izmantojošu projektu. Mums ir nepieciešami jauni projekti, kas izmanto vēju enerģiju, viedos tirgus, viedgu, viedos tīklus un tam līdzīgi. Un ja mēs nenodrošināsim finansējumu iespējas šiem projektiem, tad nesasniegsim mūsu mērķus. Es ļoti cieši sadarbošos ar parlamentu, Un es eh, ceru paļauties uz jūsu ieguldījumu, lai mēs varētu virzīt mūsu politikas eh, kopīgajā Eiropas projektā uz klimatu neitrālu Eiropu. Paldies! Tagad vārds runātājiem no politiskajām grupām no ETP Karvaljo kundze lūdzu. Thank you, President Commissioner. Call... Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Es aicinu pārskatīt TNE vadlīnijas. Tādas vadlīnijas, šīm vadlīnijām ir jāatbilst mūsu klimata mērķiem, dekarbonizācijai, piegādes drošībai, iekšējais energotirgus prasībām, efektivitātei, vairāk pētījumiem, pieejamībai, kā arī mazoglekļu tehnoloģijām. Eiropas komisija nesen publicēja ceturto kopējo interešu projektu sārakstu. Šis saraksts balstās uz pašreizējām vadlīnijām, neņemot vērā jaunās klimata ambīcijas. Trešdien mēs balsosim par iebildumu izteikšanu šim sarakstam. Taču nedrīkstam aizmirst to, ka, ja tiks noraidīts ceturtais saraksts, tad mēs paliksim ar trešo sarakstu, kur ir par 40% vairāk gāzes uh, projektu, kā jau to komisija tikko pieminēju, salīdzinoši ar ceturto projektu. Un šeit ir daudz mazāka ambīcija attiecībās klimata pārmaiņu mērķiem. Šī pārskata iespēja ir iespēja arī pārskatīt dažus no šiem projektiem. Komisijā ir jāņem vērā konkrētu reģionu ārkārtas nepieciešamības, kā piemēram Ibērijas pussalā un arī citos Eiropas reģionos. Liels paldies! Liels paldies! Nākamā runātais no sociāldemokrātiem dalīkundze lūdzu divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs! Kundze, mēs šodien runājam par konkrētiem projektiem, kuriem jāatbilst tam, par ko mēs diskutējām tikai pirms pāris nedēļām šajā pašā zālē - Eiropas jaunais kurs. Uh, Mūsu virzībā uz klimatu neutralitāti līdz 2050. gadam mums ir jānorošina tas, lai mēs investētu atbilstošajās infrastruktūrās un projektos jau šodien. Un nevaram to panākt, ja mēs pilnībā neapzināmies konkrētās realitātes Eiropas Savienībā. Vienlaikus eh, nesaprotot arī to, ka ir jāveic investīcijas tīrākos resursos un ka mēs nedrīkstam ierobežot aprobežoties ar dalību valstu atkarības no fosilā kurināmā. Šajos sarakstos vēl joprojām ir fosilā kurināma projekti, to starp naftas piegādes projektu. Es saprotu, ka starp savienojumu projektu ir nepieciešama nodrošināt piegādes, solidaritātes starp dalību valstīm, kuras vēl joprojām nav savienotas. Taču šis ceturtais sargs dodas vēl tālāk - nodrošināt investīcijas pilnīgi jaunās fosilā kurināmā stacijās. Un situācija ir drastiski mainījusies, kopš tika pieņemts ceturtais saraksts. Un ir nepieciešams eh, dalībvalstīm Eiropas Savienībā ņemt vērā visu šo situāciju, un tas trūkst sagatavot šo jauno sarakstu. Eh, raugot Atgriešanās pie trešā saraksta nav tas, kas ir nepieciešams, taču ir jāizteno nauda tādos projektos, ar kuru palīdzību mēs varam reāli virzīties uz priekšu pareizajā virzienā. Un šo iemeslu dēļ komisijai ir jāveic visi izvērtējumi, lai nodrošinu to, ka visi ieguldījumi projektos nodrošinos to, ka Eiropas Savienība būs klimata neitrāla līdz 2050. gadam. Un to mēs varam panākt tikai ar atbilstošiem projektiem. Paldies! Paldies! No Reņū. Petersen kungs lūdzu divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs, izteikšos dāņu valodā. Er Vispirms eh, esmu eh, ļoti priecīgs, eh, ka mēs tiekamies atkal šeit Strasbūrā, jo mēs tikāmies iepriekšējā nedēļā manā valstī. Un es esmu pārliecināts, ka, piemēram, Mēs eh, runāsim par tādiem projektiem, piemēram, vēja ģeneratoru parku Ziemeļjūrā. Vairāk zaļo infrastruktūru, tas ir svarīgi, un vajadzētu šajos projektos uzsvērt pārobežu aspektu, jo, kā jau tos pareizi sauc, tie ir kopīgi interešu projekti. Un, ja mēs tiešām darbosimies kopīgo interešu vārdā, tad iekšējais tirgus eh, iegūs. Uh, Mēs visi zinām, ka mums ir nepieciešama politiska griba. Mēs, e, mums ir nepieciešams investīcijas, mums ir nepieciešams investīcijas, bet jautājums ir ne tikai par naudu, bet arī par to, kur mēs tās investējam. Mēs nedrīkstam investēt e, nepareizi, mēs nedrīkstam investēt melnajā enerģijā, mums ir jāinvestē zaļajā enerģijā enerģijā. Un tikai tā mēs varam pārvērst naudu par aktīviem. Un tas varbūt ir arī galvenais priekšnoteikums. Mums ir jābūt drošām investīcijām, pie tam tādām, kas būtu saskaņā ar Parīzes nolīgumu. Uh, Vai tiešām komisija izmanto savas iespējas izvērtēt pilnīgi visus projektus, lai visi atbilstu zaļo investīciju kritērijiem? Un es tiešām ceru, ka pārskatot šos kritērijus un pievelkot tiem klāta projektus, mēs tiešām nostāsimies uz zaļa un nevis melna ceļa. Jā, šeit eh, jau. E, tiek izskatīta, tātad um, tika pieminēts, ka atgriezties pie trešā saraksta nevajadzētu, bet nu ceturtajam tad ir jābūt daudz zaļākam. Lielas paldies. Ideja grupas vārdā Buhaita kungs. Pusotru minūti. Paldies priekšstādā, dāmas un kungi. Mēs pārstāstam tautu, tādēļ mums ir jāpārtrauc šādu lobbyistu projektu kā jaunais zaļais kurs pieņemšana. Uh, Kas ir būtiski patērētājiem? Pirmkārt, lēta, otrkārt, eh, droša energoapgāde. Galvenajam kritērijam jābūt tieši energoapgādes drošībai. Ir jāizvairās no atsevišķu piegādātāju atkarības. Nord Stream var nodrošināt diversifikāciju. Protams, ir nepieciešama vēl savienojoša projekta un citi avoti no ārvalstīm. Dzirdot to, ka zaļie eh, atsaucas uz arvien pārāk daudz gāzes projektiem sarakstā un atteikšanos no ogle, no ogļu ieguves, un tāpat kā Vācija arī atsakās no ātoma uh, enerģijas izmantošanas, nu mums ir jāprākos, vai mēs būsim atkarīgi tikai no dabas kaprīzēm, ir nepieciešama arī cenu samazināšana. Nevar būt tā, ka līdz šim uh, trūkstošie investīciju aspekti tiek uz, un to sekas tiek uzliktas uz pilsoņu pleciem. Gāzes infrastruktūras ir būtiski un strateģiski projekti. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka tie kļūst par ķīlniekiem. Piemēram, pēdējo reizi uh, Ķīna pakļāva par ķīlniekiem Vāciju, kā arī citi uzņēmumi. To mēs nevaram pieļaut. Paldies! Tagad no zaļajiem Eikhod kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kundze! Man jāatzīst, ka lasot komisijas jauno zaļo kursu, tas izklausījās ļoti daudzsološi, kur runā par jaunu ekonomisko virzienu Eiropā, novēršoties no kaitīgām subsīdijām, taču vienlaiks jūs atbalstat šo ceturto kopīgo interešu projektu sarakstu, kas ir fosīlās subsīdijas. Jūs atbalstat vairāk fosīlo subsīdiju. Uh, Kur tad ir šis jaunais apsolījums saistībā ar zaļo kursu? Jūs jau paši savā runā runājāt, ka viss būs labāks, kad pieņemsim piekto sarakstu, taču tagad mums jāpieņem ceturtais saraksts. Nu, es nesaprotu, kā var būt jauna komisija ar jaunām ambīcijām. Man kolēģi arī apgalvo, jā, nu tas nav ideāli, taču šobrīd mums tā ir jārīkojas. Un tie tie paši kolēģi, kas pirms pāris mēnešiem apgalvoja, ka mums ir klimata ārkārtas situācija, ka ir jārīkojas, un tagad viņi atbalsta vairāk atbalsta fosilā kurināmā projektiem, kas padarīs mūs daudz atkarīgāks no mm, gāzes ķilnieku situācijas, nevis, ka mēs virzamies jaunās klimata ekonomikas virzienā, kas mums ir nepieciešama. Nē, jūs jaunā komisija varat rīkoties visu grozīt šobrīd. Paldies! No EKR nākamais runātājs Rosa Kungs, lūdzu, vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāji! ten e-tīkli nozīmē to, ka ir jānodrošina nepārtrauktība energoapgādā. Ir jāapmainās ar pārpalikumiem un trūkumiem Eiropas Savienības ietvaros. Tā ir lieliska ideja. Šajā priekšlikumā ir iekļaut arī augstspiediena gāzes līniju projektu, taču mūsu zaļie kolēģi šeit nevēlas gāzi un vēlas pilnībā iznīcināt gāzes infrastruktūru, bet nu, kā var būt tik naivi? Viņi arī negrib uh, kodola enerģiju, taču tikai vēja un zaļo enerģiju, bet nu, mums ir nepieciešama rezerves varianti. Zaļajiem ir jāatzīst, taču tas, ka gāzes koģenerācijas stacijas ir labākie risinājumi. Mums ir jāturpina šo investīciju īstenošanu, lai nodrošinātu pieejamu un, uh, samak un lētu uh, enerģiju. Mēs ar šādiem tīkliem esam atrisinājuši problēmu arī Nīderlandē, kurām apdroš, apgādāt 8 miljonus dzīvokļu ar uh, šādas gāzes enerģijas nodrošināto apgādi. Paldies! Uh, nākamā runātāja no Go Rego kundze, vienu minūti, paldies priekšsēdētājiem. Ļoti skaidri redzams, ka šādas debats pirms kādu laiku pat nebūtu iespējamas, un tagad tās daļai ir iespējamas to jauniešu dēļ, kas uz ielām cīnās pret klimata pārmaiņām. Un tādēļ mēs no mūsu politiskās grupas šodien gribējām runāt par šo iebildumu izteikšanu Savienības uh, interešu projektu sarakstam. gribu pieminēt Biskais līča starpsavienojumu projektu, kas ir ārkārtīgi dārgs un kas uh, tikai uh, monopolu lobbyjam kalpo un nekādā gadījumā neatrisinās mūsu valsts problēmas. Un visu šo iemeslu dēļ es aicinu mūs ņemt vērā uh, jauniešu veselo saprātu, kuri cīnās uz ielām un ka mums ir jānodrošina investīcijas tikai ilgspējīgos projektos. Paldies, paldies, tie bija runātāji, kas pārstāvēja politiskās grupas un tagad došu vārdu Korā kungam vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Kā viens no 17 eh, deputātiem, kas atbalstīja veto pret 4. kīp pēdējā itra komitejas balsojumā, Varu apstiprināt vēlreiz, ka balsošu pret šo sarakstu. Pēc skaistiem vārdiem un solījumi par zaļā nākotni, tā būtu nodevība, ja mēs eh, neiebilstu. Pieļaujot šo ceturto sarakstu, mēs atkal atbalstītu tādu nākotni, kas balstītos fosilo kurināmo. Pieļaujot šādu sarakstu, mēs uh, nopludāsim investīcijas, kas nākotnē būs liekas, kas pieļaujot šo sarakstu, mēs iznīcināsim tūkstošiem jauniešu sapņus un mēķus, kas eh, pēdējos mēnešos cīnās ielās par jaunu, labāku nākotni. Mēs to nevaram ignorēt. Mēs nedrīkstam zaudēt uzticamību. Tādēļ atbalstu šo iebildumu izteikšanu pret ceturto kipu sarakstu, kas ir nekas cits kā tikai uh, jaunās paudzes nodošanu. Un mums vajadzētu mazāk runāt, bet reāli īstenot pārmaiņas. Paldies! Nākamais runātājs pusotru minūtu pīperkungs lūdzu. Mikrofons nav ieslēgts runātājiem. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi gribam pēc iespējas ātrāk klimata pār, pārkārtošanos. Uh, Tādēļ eh, gribam šos jaunos sārakstus. Mēs eh, lieliski izbūvējam arī dažādas starpsavienojumus pie robežām. Un šie kopējās interešu projekti nodrošina tiešām reāli iekšējo tirgu, kas jau īpaši ir nepieciešams eh, atjaunojumiem resursiem. Taču šie projekti gatavojas arī ūdeņraža. Uh, laikmetam, kur mums ir nepieciešams investīcijas eh, nākotnes projektiem, tostarp gāzes projektiem. Tādas valstis, eh, kur 80% balstās uz oglēm, kā piemēram Polijā, to ir iespējams panākt tikai ar elastīgu gāzes staciju īstenošanu. Dārgie zaļie kolēģi, kā jūs varat būt pret to? Jūs apgalvojat, ka nedrīkstam investēt fosilējos kurinājumos gāzē, mēs noraidām šo sarakstu, taču dāma un, ku, dāmas un kungi, tas ir vienkārši tīrs eh, populisms, lai panāktu skaistus eh, ziņu virsrakstus eh, saskaņā ar Grētas saukļiem. Kā jums zināms, mums izdodas visu panākt tikai ar šiem jaunajiem sarakstiem, iekļaut gāzes projekts. Un jums ir zināms arī tas, ka mēs gūsim vairākumu balsts šajā parlamentā atbalstot šo sārakstu. Jūs vienkārši gribat palikt tīri un balti, bet mums ir jāuzņemās šis netīrais darbs, ko mēs arī darām, jo mēs, eh, mums rūp realitāte. Paldies, nākamā runātāja Tojas kundze, pusotra minūte. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Protams, ka ir jāizsaka daudz kritikas, pastāv pamatotas bāžas. Tas attiecas uz uh, manu viedokli, manas uh, grupas viedokli. Mūsuprāt, ir jānodrošina līdzsvars uh, saistībā ar šiem kopēju interešu sarakstiem. Uh, Tajos ir iekļauti dažādi projekti, kas ir nepieciešami šī pārējais posmam. Tie ir tādi indikatīvi, un šie projekti vēl var mainīties laika gaitā. Valdošie apsvērumi ir tādi, ka, ja mēs tagad noraidīsim šo ceturto sarakstu, tad spēkā būs trešais saraksts, kas ir daudz ļaunāka situācija un kas neatbilst mūsu vidas mērķiem. Un mums ir jāņem vērā tieši šis izejas punkts. Uh, Komisārs kundze, jūs varat paļauties uz mūsu parlamenta atbalstu. Mums, protams, vēl rūpīgi ir jāizskata arī attiecīgā rezolūcija. Iespējams, ka šajā priekšlikumā vēl ir elementi, kas ir jāpārskata, jākritizē, taču galvenais uzsvers ir jāpievērš mūsu darbām, lai mēs varētu pieņemt šo būtisko lēmumu par vides mērķu ievērošanu, lai panāktu dekarbonizāciju un mūsu klimata mērķus. Taču es domāju, ka būtu vienkārši nepareizi ar šādu argumentāciju, kādu valda noraidīt šo ceturto sarakstu. Paldies! Nākamais runātājs vienu minūtu Grudler kungs. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, euh, nous... Priekšsādātā kungs, komisāra, kolēģi, mums euh, jāizbūvē mūsu energoinfrastruktūrā, lai mm, garantētu ilgspējīgu attīstību šajā jomā mūsu pilsoņiem. Mums ir eh, šie saraksti, 17. gada saraksts spēkā ar 53 projektiem gazas jomā, tikai 3 projektiem eh, inovatīvās enerģijas jomā. Nu, tas nav ideāli, tas nav zaļā kursa ietveros. 90% jaunu ierosināto projektu ir labi projekti, kas eh, respektē uh, Eh, vides attīstības tendences. Nu, tad beidzot eh, jāizbeidz eh, gāzes infrastruktūras izmantošana, kas atbalsta tikai fosilo kurināmo. Rīt mēs, rīta tehnoloģijas ir uh, uh, ūdeņrades, uh, ir uh, alternatīvās enerģijas. Tātad šis jaunais saraksts mums ir vajadzīgs. Un nu, tad sadarbosimies ar iestādēm. Uh, lai eh, sagatavotu jaunu 91. gada sarakstu zaļā kursa izpratnē. Paldies, Paulus kundze. Viena minūte. Thank you, Chair. Thank you. Paldies priekšsēdētāji, paldies eh, komisijai. Es turpināšu vāciski. Lai tulki varētu pastrādāt. Kā jau izskanēja, Centīšos eh, neatkārtoties. Eh, trešais saraksts ir daudz sliktāks par ceturto. Un tas tā ir, bet lielie gāzes projekti trešajā sarakstā vai nu jau ir pabeigti, vai nu eh, tika izbeigti. Uh, tos neīstenojot. Līdz ar to no šīs skatu punkta lūkojoties, trešais saraksts nemaz nav tik slikts. Turklāt nesen tika publiskots pētījums un uh, enerģētikas aģentūras saka, lai līdz 2050. gadam nosektu pieprasījumu gazas jomā un infrastruktūras jomā. Jauna infrastruktūra nav vajadzīga. Tātad 25 miljārdi eiro ir uh, mūsu aktīvi, ko varam izmantot uh, labākai, tīrākai enerģijai. Un tas mums arī ir jādara. Uh, Paldies. Klok kundze, viena minūte. Paldies. Priekšsēdētāja komisija. KIP eh, saraksts ir tapis konsultējoties ar interesētajām pusēm. Uh, ar ražotāju organizāciju pārstāvjiem, ar vides organizāciju pārstāvjiem, NVO pārstāvjiem. To komisija ir pieņēmusi un mums ir rezolūcija, rezolūcija, ko nobloķēs droši vien. Bet šī rezolūcija tomēr ir jārespektē, runājot par šo sarakstu. Ogļu enerģija līdz 19. gadam ir uh, samazinājusies par 15% Eiropas Savienībā. Un uh, mēs zinām, kas notiek ar gāzes atradnēm, mēs zinām par ambicioziem plāniem, lai aizstātu gāzes infrastruktūru, bet ne visas valstis saprot šo loģiku. Mēs nevaram mainīt šo domāšanu vienas dienas laikā, un mums būs vēl jāizmanto gāze un gāzes infrastruktūra. Um, mēs to gribam vai negribam. Paldies, Botenga kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdātāja komisija. Uh, Mums jāmaina noteikumi visai steidzami. Mēs tagad runājam par sārakstu ar vairākiem desmitiem projektu, kas vēlas investēt gāzes infrastruktūrā, kas piesārņo vidi, kas piesārņo planētu, cilvēku veselību, apdraud dzīvību apdraud, principā. Tā tad um, mēs vēlamies šo naudu investēt uh, Indē, nekā šo pašu naudu ieguldīt alternatīvajā enerģijā. Un to es nesaprotu. Un ir vēl viens aspekts, ko nesaprotu. Pagājušā nedēļa runāju ar jūsu kolēģi komisijā, un es viņai uzdevu jautājumu. Un ko viņa man atbild? Viņa man teica, visu pirms nevajag tik uh, nopietni uztvert visu, kas te rakstīts. Un uh, turklāt um, uh, mēs varēsim aplikt nodokļiem. Uh, Eh, šo te projektu, un mums no tā būs priekšrocības. Es to nevaru pieņemt. Paldies, Sinčič kungs, viena minūte. Paldies. Mēs runājam par strateģiskiem projektiem šeit, bet tāpat laikā jārunā par ietekmi uz pilsoņiem un mājasēmniecībām. Es runāšu par projektu, kas eh, vēršas pret šo sarakstu un ES kā tiesiskuma teritoriju. Runa ir par Kirkas uh, eh, salu, uh, kas ir diezgan uh, plašs uh, projekts, uh, kas vēršas pret ekonomikas interesēm un pilsoņu interesēm. Šis projekts arī nerespektē Orhusas uh, konvenciju, kur uh, respektēts uh, līdzlemšanas uh, tiesības. Un es nezinu, uh, kā varēja pieņemt šo projektu, izņemot Horvātiju, neviens nebija par. Mēs runājam par 2,5 miljārdiem uh, kubikmetru gāzes, ko neviens nevar izmantot. Paldies, runātāja pārtrauc. Un vārdu dot Berencena kungam pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Šis uzdevums ir ļoti sarežģīts. Un mēs eh, to varam sasniegt tikai izdarot pareizas izvēles pakāpeniski, soli pa solim. Mums jāinvestē pareizos risinājumos. Uh, un nevajadzētu neko atmest tikai tāpēc, ka tas neierakstās ideālā um, vīzijā. Teiksim, uh, uzglabāšanas tehnoloģijas ir ļoti svarīgas, un ir ļoti svarīgi investēt šādos projektos Ziemeļjūrā. Tikpat svarīgi ir investēt uh, pārējā no oglēm uz gāzi. Tas ir sasniedzami, tas ir samaksājami, un tas ir realistiski tas ir prātīgi. Uh, laba investīcija Eiropas infrastruktūrā, energoinfrastruktūrā. Tas jārisina Eiropas līmenī, nevis atsevišķo valstu līmenī. Nu, varbūt valstis var izlemt, kā tā saražo enerģiju, bet visumā uh, mums jāpalīdz uh, viens otram, kad mums iet labi un kad mums iet slikti. Un mums jārūpējas par tādu enerģiju, kas ir pieejama un elastīga. Uh, Eiropas Savienība to nevar panākt viena pati. Apkarot klimata pārmaiņas visiem jāpiedalās šajā cīņā. Un kā mēs to varam izdarīt? Izdarot pareizas, prātīgas izvēles. Vispirms mums pašiem. Paldies, Haišel kungs. Viena pusotra minūte. Paldies. Es saprotu kolēģi bažas, nav labi investēt fosilajā kurināmajā. No otras puses, eh, šis ceturtais saraksts eh, ir progress, salīdzinot ar trešo. Trešais saraksts eh, tiešām ietver vairāk par 40% gāzes projektu, vairāk par 40%. Un ceturtais saraksts, tas ietver mazāk tādu uh, gāzes projektu, tur vedās vairāk eh, elektrisko starp savienojumu un inteliģento struktūru, infrastruktūru. Pienesums eh, tad vairāk tiek skatīts ceturtajā sarakstā, un tas daudz eh, labāk atbilst zaļajam kursam. Ja pieņemsim ceturto sarakstu, jā, uzstāj ka komisija izdara šo, šo energoinfrastruktūras uh, pamatnostādņu pārskatīšanu, ar to ir saistīti arī atlases kritēriji. Un es gribētu, lai arī piektajā sarakstā iekļautu tādus projektus, kas runā par alternatīvu enerģiju, elektriskiem starpsavienojumiem un inteliģentiem tīkliem. Tas ir vienīgais ceļš uz priekšu ja vēlamies panākt uh, visu, kas ierakstīts uh, zaļā kursa mērķos. Paldies, Hoišika kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisija. Būtu lieliski, ja varētu sagaidīt šo jauno piekto sarakstu, kur viss būs zaļāks un labāks, bet uh, jāuzklausa zinātnieki. Nu, mēs tā kā visi runājam par to, ka jāieklausās tajā, ko apgalvo zinātnieki, nevis eh, vienkārši cilvēki uz ielas. Mums nav laika gaidīt piekto sarakstu, apgalvo zinātnieki. Jāizmanto katrs eiro cents, kas mums ir, eh, taisnīgai pārējai. Eh, un, um, labi, uh, ir noteikts uh, projektu skaits, kas mūs interesē ceturtajā sarakstā. Uh, Bet arī trešais saraksts nav gluži metams atkritumu kastē. Mums eh, līdz ar to man šķiet jānoraida ceturtais saraksts pagaidām un eh, jāgaida pārskatīts ceturtais saraksts, kas būs vairāk orientēts uz zaļo kursu. Varam to darīt planētai un videi. Paldies, Ropē kungs, viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Man ļoti žēl, ka parlaments var tikai izteikt atbalstu vai noraidīt visus projektus saraksta ietvaros, nekonkretizējot atsevišķus projektus. Un es piekrītu kolēģiem, kas runā par lielām investīcijām gāzes infrastruktūrā. Es piekrītu ceturtajam sarakstam šobrīd, jo tajā ietverti ļoti svarīgi Eiropas eh, elektrotīklu sinhronizācijas projekti, kas ļaus attīstīt eh, vēja enerģijas potenciālu Baltijas jūrā. Runājot par piekto sarakstu, būtu labi iekļaut vadlīnijas par transatlantisko enerģijas infrastruktūru. Uh, lai par, un būtu labi, ja parlaments arī varētu atlasīt projektus no saraksta. Mm, tagad Ropēkungs. Bompārkungs, atvainojiet. Paldies. Tagad jaunieši mobilizējas cīņai pret klimata pārmaiņām. Un ko mēs darām? Mēs daudz ko solām jauniešiem, mēs runājam par zaļo kursu. Uh, Mēs vēlamies, lai mūsu uztvertu nopietni, bet, eh, kad jāpieņem lēmumi, komisija pārāk nesteidzas pārskatīt eh, kopēju lauksaniecības projektu. Nu, šis projekts eh, ir beidzies atbalstīt inteliģentus energotīklus, varbūt kādu citu dienu Drīzāk komisija gatava atbalstīt gāzes infrastruktūras projektus, kaut arī mūsu nākotnē ir uh, ūdeņradis, bet mēs nevēlamies uh, uh, sakaitināt uh, gāzes lobija draugus. Nu, ir jāizbeidz šādi dubultstandarti un jābūt konsekventiem arī komisijai beidzot. Paldies! Paldies, Nībleres kundze, pusotra minūte. Paldies um, priekšsēdētāji, komisāras kundze, kolēģis, kolēģi. Zaļais kurs var uh, funkcionēt uh, tikai tad, ja enerģija būs stabila, tīkli būs stabili un enerģija būs um, pieejama, cenas būs uh, saprotamas, uh, saprātīgas. Un uh, tas ir. Uh, um, izdarāms tikai ceturtā projekta ietveros, bet pareizi arī atbalstīt pagaidām arī gāzes infrastruktūru, kā pārējas tehnoloģijas, no nu, kurām nevaram atteikties. Pīperkungs jau teica, mm, tādai valstī kā Polijai. Polijai tikai jāizdara šis solis, tikai jāizdara šī pārēja no oglēm uz gāzi, līdz ar to kā mēs varam uh, jau tagad atteikties no gāzes. Mēs to nevaram, kā mēs varam jau tagad pāriet uz ūdeņradi. Mēs nevaram to darīt. Mums nav infrastruktūras arī um, Bavārijā, dzimtenē. Um, no nu, arī tur trūks šādas infrastruktūras, un mums uh, visi šie projekti pagaidām ir vajadzīgi, un es ceru, ka rīt mums veidosies labs vairākums, uh, lai atbalstītu komisiju. Mūsu grupa balsos par uh, jūsu priekšlikumu. Un, kolēģi, ja vēlaties zaļo kursu, nu, tad jādod iespēja Magdalēnai vēl uh, pagaidām uh, izmantot gāzes infrastruktūru un cerot uz uh, labāku nākotni. Paldies, uh, Hahim kungs. Viena minūte. Paldies, uh, priekšsēdētāji, uh, komisārs kundze. Diemžēl mēs uh, KIP sarakstu varam tikai pieņemt vai noraidīt kā vienu veselumu. Mums, mēs nevaram izteikties par individuāliem projektiem, un man pret to ir iebildumi. Nav uh, veikts uh, ietekmes novērtējums uh, vides jomā, kas notiks ar Eiropas zaļo kursu, uh, kādas būs sekas, kas notiks ar parlamentu ambīcijām. Šis saraksts uh, mūs um, uh, liks arī turpmāk izmantot fosilo kurnām un nobloķēs nodokļu maksātāju naudas. Turklāt šeit ir vairāk par 20 eh, Lielbritānijas projektiem, un seši vispār ar ES nav saistīti. Vai tiešām nodokļu maksātāju naudām jāfinansē eh, projekts starp Lielbritāniju un Norvēģiju? Mēs zinām, ka Eiropas Savienības valstīm šīs naudas ir vajadzīgas pārējai. Līdz ar to vienīgais risinājums ir balsot pret šo sarakstu un uh, gūt tādu sarakstu, kas atbalsta uh, mūsu pilsoņus. Tā tad uh, es iebildīšu pret ceturto sarakstu un aicinu jūs darīt tāpat. Paldies, Nīnisto kungs, viena minūte. Mr. President, three months ago in... Priekšsādātāji, pirms trim mēnešiem Mēs šeit parlamentā izsludinājām ārkārtas situāciju klimata jomā, un nākamajā dienā komisija nāca klājā ar zaļo kursu, ambiciozu risinājumu visai Eiropai. Tagad mēs izskatām sarakstu, uh, kur ietvaros tiek ierosināts masveida finansējums, masveida investīcijas gāzes infrastruktūrā. Komisija pati sevi nodot. Tā nav tā līderība, ko visi gaida no jaunās komisijas. Komisijai vēlreiz jāpadomā, nevajadzētu turpināt iepriekšējās kļūdas, vajadzētu investēt nākotnē. ANO ziņojums um, aicina atturēties no investīcijām fosilajā kurināmajā, iekļaujot gāzes infrastruktūru. Mēs šādi liedzam sev iespēju kļūt ilgtspējīgākiem. Tad, tad sāksim uh, zaļo kursu tagad un uh, Uh, neatbalstīsim šādu sarakstu. Paldies, Volas kungs. Viena minūte. Paldies, uh, šis uh, brīdis ir izšķirīgs parlamentam. Te ir 55 projekti, kas balstās uz fosilo kurināmo. Komisijam atzīst tātad gāzes infrastruktūras lomu energodrošībā, um, bet ir pierādīts, ka šādas investīcijas gāzes infrastruktūrā šobrīd nav nepieciešamas. Gāze nav uh, pārējas posma degviela, uh, līdzīgi oglēm šī degviela uh, Eh, ir novecojusi un um, mums jāizmanto tādi projekti, kas nekaitais klimatam. Un ja mēs eh, šādus projektus neatbalstīsim, tad mēs pierādīsim, ka zaļais kurs mūs neinteresē un Parīzes vienošanās mūs arī neinteresē. Veisas kundze, lūdzu. Dārgā komisārs kundze, dārgie kolēģi, atkal zaļais kurs ir tikai vārdi. Mēs runājam par direktīvām, bet eh, tādi, rela, tādi reāli risinājumi klimatam izpaliek. Es eh, domāju, ka mēs eh, to varam nosaukt par zaļo populismu, bet diez vai par zaļo kursu. Šie e, kopīgu interešu projektu sarakstā ir arī Ziemeļjūras e, vēju ģenerators. Un e, doma bija, ka šis milzīgais vēja ģeneratoru parks varētu saražot pat 20% no Eiropas Savienībai nepieciešamās enerģijas. Uh, bet ehm, tas eh, neparādās eh, šajā projektā. Tajā parādās toties ļoti daudz gāzu projekti. Protams, ka gāza ir pārējais periodu laikā svarīgs enerģijas avots, bet eh, šobrīd šajā jaunajā sarakstā ir tikai 32 gāzes projekti. Iepriekšējā bija pāri par 60. Es uzskatu, ka šis eh, ceturtais eh, kips saraksts ir nozīmīgs eh, pārejas posms uz zaļo darba vietu Eiropu. Paldies! Pusotra minūte tagad ir Gonzāles Kasāres kungam. Komisārijā, Sīsum, todos tev at... Priekšsēdātāja komisāras kundze. No šīm debatēm varētu izvairīties ja piekto sarakstu sagatavos eh, sadarbībā ar komisiju un pēc konsultācijām ir valstis, kas nav izpildījušas eh, solīto alternatīvās enerģijas jomā līdz 20. gadam, un mums eh, jāgarantē, ka šīs valstis labojas. Mēs tagad uz burvju mājiena mēs nevaram atteikties no ogliem, pāriet uz gāzi un runāt par uh, alternatīvo enerģiju. 60% no uh, visas degvielas nāk no fosilā kurināmā. Uh, nu, mēs nevaram to visu uh, tik strauji mainīt, bet, protams, mums ir jāinvestē uh, alternatīvajā enerģijā, saules uh, paneļos, uh, vēja enerģijā. Kā mēs to darīsim? Uh, mēs noraidīsim ceturto sārakstu, atgriezīsimies pie trešā? Nē, tā mēs nedarīsim. Ar trešo sarakstu mums būs mazāk projektu, alterna, kas atbalsta alternatīvo enerģiju un inteliģentos tīklus. Trešais projekts daudz vairāk atbalsta gāzes infrastruktūru, un tas nav pareizais signāls pilsoņiem un citādi mēs neuzlabosim energodrošību un neutralitātes mērķi. Mums ir eh, daudz ambīciju, eh, vēlamies panākt oglekļa neutralitāti, bet tas ir ilgstošs process. Paldies, Hāna kungs, viena minūte. O, kundze. Komisāras kundze, jūs teicāt, ka runāt par um, mm, KIP eh, sarakstu vēlaties ātri. Uh, Uh, iet uz priekšu, bet cik ātri, kā jūs to domājat? Komisija mums iesniedz sarakstu uh, par um, kopīgam interesēm, un uh, ko mēs te atrodam 32 projektus, kas izmanto fosilo kurināmo, pret zaļo kursu, pret Parīzes vienošanos un pret parlamenta rezolūciju par ārkārtas situāciju klimata jomā. Miliārdi nodokļu maksātāju uh, eiro uh, tiek nogramdēti šajā fosilā kurināmā projektu sarakstā, un mēs to nevēlamies. Un mēs nevēlamies pēc iespējas ātrāk iet uz priekšu, mēs vēlamies uz priekšu tikt tagad, un mēs to nevaram darīt ar projektiem, kas atbalsta fosilo kurināmo. Mēs to varam darīt tikai ar alternatīvo enerģiju. Uh, tikai atjaunīgo enerģiju. Un es tiešām ceru, ka komisija attiecīgu darbu izdarīs. Proti vēl šodien, šonadēļ, šeit un tagad. Paldies, Kafkungs. Viena minūte. Mm, jā, mēs izsludinājām uh, ārkārtas situāciju klimata jomā, un tagad mums ir jāstrādā, mums ir jāpilda Parīzes vienošanās uh, mērķi 55% līdz 2030. gadam. Un mēs to nepanāksim, ja būvēsim termināļus, uh, lai frakinga produktus apstrādātu tur tas nav īstais ceļš, un ja projekti nav savienojami Parīzes vienošanos, tie ir jānoraida. Tātad uh, offshore uh, vēja enerģija mm, un uh, atjaunīga enerģija, uh, zemāki uh, elektroenerģijas, uh, uh tas ir mazāki elektroenerģijas rēķini, mazāk naudas jāmaksā un um, izdevīgums videi Man prieks, ka mm, īrijas parlamenta ir ievēlēti zaļi domājošie deputāti, kas cerams eh, virzīs uz priekšu to, ko aprakstīju. Paldies, eh, Krasno Debska kungs. Viena minūte. Paldies priekšsēdātājiem, komisārs kundze. Priekšlikums eh, noraidīt sārakstu, ceturto sārakstu, kas nu ir tapis pēc vairāku mēnešu konsultācijām, pēc uh, normatīvā darba. Nu, jādomā par vides mērķiem, tas tā ir, bet jānodrošina arī uh, energopiegādes. Daži kolēģi no zāles uh, otras puses uh, diezgan raksturīgi te runāja par situāciju, bet uh, tā runā kolēģi, kuru valstu ekonomika labi attīstās citādi. Mm, es šo rezolūciju nevaru uzskatīt par saprātīgu. Tā pat ir pretrunā tām, par ko esam runājuši, diskutējuši šeit parlamentām. Man šķiet, ka runājam par tīru enerģiju. Un dalību valstīm šeit ir saistības uh, palielināt pārobežu starp savienojumu skaitu. Un te mums ir zināmas ambīcijas, kuras vēlamies saglabāt. Un uh, runājam te par iespēju īstenot enerģijas pāreju no atsakoties no oglēm un uh, pārējot uz uh, gāzi, sasniedzot nulles uh, emisiju līmeni. Man šķiet, ka šie mērķi, par šiem mērķiem visi varam vienoties. Paldies, saka priekšsēdētājs. Šeit diskusijas noslēgsim un turpināsim ar brīvā mikrofona procedūru. Pieņemšu astoņus runātājus tas ir nevaru pieņemt astoņus runātājus, tikai uh, pa vienam no katras grupas. Pirmie, kas pieteicās, Spirāki kundze pirmā. Kīrie proedre, Epitrope Simpson, asfālija efodiasmu. Protams, ka energoresursu dažādošana un adekvātas cenas kā ražotājiem, tā arī patērētājiem ir būtiskākais, ko mums vajadzētu sasniegt, nu vismaz līdz 2050. gadam. Un eh, šo pārejas periodu laiku vajadzētu ieskicēt ar tādiem projektiem, kas galvenokārt darbotos ar dabīgo gāzi. Uh, Šobrīd eh, zaļā kursa virziena nosaka Vācija. Un eh, mēs šobrīd esam iestājušies arī par citiem projektiem un eh, daudz runājam par Aleksandropolis dabīgās gāzes uzglabāšanas terminālu. Citu starpā dabīgā gāze tiek izmantot šajā pārejas periodā bet e, šo infrastruktūru, kur tikko pieminēju, to varētu izmantot vēlāk arī ūdeņraža uzglabāšanai un zaļai gāzei. Neatgriezīsimies pie trešā saraksta. Palīdzēsim tām valstīm, kurām ir nepieciešama zaļā pārēja prieksēdētājs. Paldies! Ehm, Marija Arenas kundze, viena minūte. Jā, es eh, saprotu tos iedzīvotājus, kuri vairāk eh, neizrāda savu uzticēšanos eh, mums politiķiem. Mēs esam noslēguši tirzniecības līgums ar uh, diktatūrām, un šobrīd mēs noslēdzam arī ar vienu diktatūru par 29 miljardiem gāzes projektu. Mēs zinām, ka uh, eh, fosīlās gāzes projekti ir atbildīgi par 25% izmešu gāžu, un uh, arī gāzu izmeši ir kaitīgi uh, eh, videi. Uh, Iedzīvotāji šobrīd no mums eh, pieprasa konkrētu rīcību, un simtiem zinātnieku ir pierādījuši, ka šis saraksts ir jāmaina. Godātā komisāra skundze mums ir nepieciešams jauns saraksts vai vismaz patreizējā pārskatīšana. Prieksēdētājs Delī kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es piekrītu tiem kolēģiem, kur uzskata, ka šis ir viens no būtiskākajiem un tādiem smagākajiem lēmumiem, kas parlamentam ir jāpieņem. Ja mēs nenosu, nenoraidīsim šo sarakstu, mums pārmetīs liekulību jo šobrīd eh, dalība valstis, kuras ir apmē, apņēmušās līdz 25. gadam, vairs eh, neatbalstīt fosīlo degvielu projektus. Šobrīd mēs šajā sarakstā esam iekļāvuši veselu virkni šādu projektu. Vai tiešām mēs tādējādi grasamies Eiropu sagatavot oglekļa neutralitātei līdz 50. gadam? Ir ļoti daudzi projekti šobrīd tam ir paredzēti 29 miljārdi. Mēs varētu šo naudu izmantot daudz savādāk. Es eh, tiešām ticu, ka, piemēram, šie kip saraksti nav tikuši sagatavoti balstoties uz klimata kritērijiem. Kāpēc eh, jūs pakļaujaties eh, Trumpa administrācijas izvirzītajām prasībām, vai tiešām mēs nevaram Eiropā izveidot vidē draudzīgu vidas politiku. Paldies, saka prieksēdētājs, nākamais runātājs. Grācie, prezidente. Ma, komis... Paldies, prieksēdētāji, kungs, godētā komisārs kundze. Jā, šķiet, ka komisijai arī beidzot ir nākus apjēga, ka jūs esat sagatavojuši pilnīgi sarakstu, kas ir pilnīgi garām. Pretējā gadījumā zaļais kurs ir vieni lieli meli. Tas, ka šodien mēs nav nodokļu maksātāju naudu esam gatavi atvēlēt tādiem projektiem, kas balstās uz fosīlajām degvielām, uh, diez vai tas ir pamatoti, ja mēs vēlamies veidot tādas infrastruktūras, kuras būs paredzētas gāzes pārvadīšanai. Šobrīd komisija pati ir sagatavojusi savā ilgtermiņa stratēģijā un ir paredzējusi pieprasījuma kritumu par apmēram 90%. Ja mēs Eiropas parlaments vēlamies saglabāt eh, savu labo slavu vēlētāju acīs, tad eh, mums ir jānoraida šis saraksts. Laika vairs nav palicis daudz, prieksēdētājs, paldies, un tagad dod vārdu Simpsons kundzei eh, komisijas vārdā lūdzu. Members, I have listened. Godāte deputātes, ļoti uzmanīgi uzklausīju jūs teikto un eh, ko es varbūt varētu atbildēt uz jūsu komentāriem. Šeit eh, izskanēja dažādi viedokļi, bet eh, vienots tāds kopsait, kopsaucējs izskanēja visās runās, ka mums ir nepieciešams vairāk iestāties par klimatu. Komisija ir vienisprātis šajā apņēmībā, un līdz 50. gadam mēs esam paredzējuši Eiropu padarīt klimatu neitrālu, ne, oglekļu neitrālu. Bet eh, 20. gadā, 20. gada decembrī būs eh, paredzēts eh, pārskatīt regulu, jo mums ir nepieciešama varbūt zaļāka infrastruktūra, kas eh, mums ļaus šajā pārējais periodā virzīties pa, so, pa šo ceļu. Mēs eh, ļoti labi saprotam, ka Eiropas klimata mērķu sasniegšanai ir nepieciešama izšķirīga rīcība. Mēs atbalstīsim tādas investīcijas, kas eh, atbalstīs eh, inovācijas, jauno tehnoloģiju izmantošanu un tiešām jaunu sarakstu. Šis eh, ceturtais saraksts eh, piedāvā zaļākas, tīrākas infrastruktūras, jaunus energoprojektus, kas eh, ļaus mums izmantot mūsu tīkla digitālo potenciālu un doties zaļākā virzienā. Protams, ka ir nepieciešami projekti un arī finansējums, kas atbalstīs šo sarakstu. Tātad šis ceturtais kips nav pilnīgs. Es jau šobrīd varu apsolīt, ka piektais saraksts būs pilnīgi savādāks. Tas tiks sagatavots divus gadus pēc eh, zaļā kursa paziņošanas, un eh, tajā būs iekļauti daudz ilglaicīgāki eh, projekti. Šis parlaments tad jau varēs teikt daudz vairāk, proti nebūs tikai tā, ka būs vai nu apstiprināšana vai noliekšana. Es esmu gatava sadarboties ar parlamentu un esmu pārliecināta, ka Eiropas Savienības nākotnes energo projekti tiešām nāks mums visiem pa labu. Un eh, tam ir nepieciešama arī zaļā, tam ir nepieciešams zaļāks regulējums un tā mēs panāksim zaļāku Eiropas infrastruktūru. Paldies! Prieksēdētais, paldies! Un tagad eh, esam pabeiguši kopīgās debatas Savienības kopīgi interešu projektu saraksts. Un esam pabeiguši arī iebildumu izteikšanu saskaņā ar reglamenta 111. panta izskatīšanu. Balsošana notiks trešdien, Un šis mutiskais jautājums eh, Eiropas enabru infrastruktūra pamatnostāļu pārskatīšana balsošana notiks martā. Nākamais darba kārtības punkts saskaņā ar reglamentu 172. Pār, pantu vienas minūtes runas. Ir pieteikušies 29 eh, runātāji, kolēģi, tas ir daudz, maksimāli atvēlētais laiks, vienas minūtes runām ir pusstunda. Uh, Kolēģi, tiešām paldies jau iepriekš, ka jūs eh, pieturēsieties eh, ieturēsieties vienas minūtes ietvaros, un paldies arī tulkiem, kur jau tā ir stipri pārstrādājuši savu laiku. Pirmais eh, - Sokola kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs. Pagājuši nedēļa Briselē mēs uh, piedzīvojām Eiropas eh, projekta dzimšanas brīdi, proti Eiropas projekta cīņai pret eh, vēzi. Eiropa tiešām var darīt daudz vairāk šādu slimību apkarošanā. Ir ļoti daudz eh, kā regulatoru, tā arī finansiāli instrumentu, kurus Eiropā var un arī vajadzētu izmantot cīņā pret vēzi bet e, visbūtiskākā problēma ir e, veselības pakalpojumu pieejamības atšķirības dažādās Eiropas valstīs un pat starp reģioniem. No vienas puses, Dienvidu Eiropā un Austrumē Eiropā veselības aprūpe ir tāda, kāda tā ir, un pat nav salīdzināma ar Rietumē Eiropas un Ziemeļa Eiropas veselības aprūpi. Uh, Es vēlētos, eh, lai komisija tiešām iestātos par to, lai vēža ārstēšana visās runātāji tiek pārtraukta. Paldies! Nākamā. Nākamais eh, Matokungs. Maroka ir eh, mūsu kaimiņu valsts, un Eiropas Savienība nekādā gadījumā nevar akceptēt to, ka Maroka ir pieņēmusi jaunus noteikumus, kas attiec uz nozveju rietuma Atlantijas, savos, pie saviem rietumu krastiem. Uh, Tā ir starptautisko noteikumu normu pārkāpums, un tas ir arī pretrunā apvienoto nāciju teritoriālās integrācijas, nu, integritātes noteikumiem. Maroka šo lēmumu ir pieņēmusi vienpersonīgi, un Eiropas Savienībai pret to ir strikti jāiebilst. Arī starp Rabadu un Londonu noslēgtie līgumi attieksies arī uz mums, jo Kanārijas salas atrodas pavisam ne, netālu no šī krasta. Paldies! Paldies, saka prieksēdētājs eh, Basesku kungs nākamais. domnule președinte zilele trecute aveam sentimentul. Paldies! Eh, pēdējās dienās mums ir radusies tāda sajūta, ka tas, kas mums ir nepieciešams vairāk, ir solidaritāte. 5G tīkli ir iespēja parādīt solidaritāti. Un šī iemesla dēļ mēs taču gribam izvairīties no lielām atšķirībām un piedāvājam komisijai pārdomāt par vienota plāna ieviešanu visā Eiropas Savienības teritorijā, lai mēs varētu izmantot tādu tehnoloģiju, uh, kas eh, tiek ražota Eiropā un kurai eh, tiks arī regulēta Eiropas Savienības līmenī. Manuprāt, šāda pieeja veicinās kohēzijas starp visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Paldies! Lielas paldies! Nākamais Palčakungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, vēlos eh, pievērsties kohēzijas politikas jautājumam, kas ir galvenā politika Eiropas Savienībā un nu, kura ir neie, bez kuras mēs nevaram iedomāties ehm, pastāvēšanu daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Kohēzijas politika. Tās mērķis ir dažu reģionu, īpaši vājāko reži, reģionu trūkumu izlīdzināšanu. Īpaši jaunās dalībvalstis, kuras tām bija jāievieš visi Eiropas Savienības standarti, šīm eh, dalībvalstīm šis atbalsts ir jo īpaši svarīgs. Mēs nedrīkstam vājināt kohēzijas politiku, taču, diemžēl, jaunais eh, finanšu ietvars apdraud šīs valstis un es gribu brīdināt no dziļu plaisu veidošanās. Es saprotu, ka var būt objektīvi iemesli, kā piemēram Brexit, taču mums katrā gadījumā jāsaglabā kohēzijas politika. Paldies, nākamais runātājs Pospišilkungs. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos. Uh, informēt uh, komisiju un kolēģus par krimināla kodeksa pieņemšanu ar dažādiem sodiem Čehijas republikā. Šie sodi attiecas uz uh, dzīvnieku spīdzināšanu, un šie sodi ir daudz striktāki. Šeit runa par dzīvnieku labturību parlamentā un sabiedrībā diskutēt par šo jautājumu, tika konstatēts, ka tas ir visairopisks jautājums un ka dalībvalsts nespēja pienācīgi aizsargāt savus dzīvniekus. Piemēram, desmit tūkstoši šausmīgos apstākļos tiek transportēti visas Eiropas Unības ietvaros, jo īpaši no tā devatēm jaunajām virzienā uz vecajām. Šeit galvenokārt runa ir par lolojumu dzīvniekiem. Šis, manuprāt, šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Šeit ir jāņem vērā arī izvairīšanās no nodokļu maksāšanas aspekti. Komisija ir jāpievērš nopietnu uzmanību šim jautājumam, tādēļ aicinu komisiju pievērst e, uzmanību. Paldies! Tagad vārds Lēna kungam. Viena minūte. Priekšsēdētāja kungs. Mūsu sasaukumā runa ir par jauno zaļo kursu, taču arī par taisnīgu pā, taisnīgo pārējas, pārējo uz klimata neutralitāti. Taču, manuprāt, mums ir nepieciešams nodrošināt arī attiecīgos uh, finanšu līdzekļus, jo ir jauki tā skaisti runāt, eh, bet ir jānodrošina arī resursi. Piemēram, Ilgspējīgs attīstības fondam ir nepieciešami resursi, taisnīgas pārējais fondam ir nepieciešami resursi, ir nepieciešams precizēt šo struktūru darbību. Uh, tika grozīti ražošanas modeļi, lai tie būtu ilgspējīgi, taču tam ir nepieciešama arī nodokļu grozīšana. Mums ir zinām, kāda ir mērķi, bet tam mums nepieciešams vairāk naudas, līdzekļu un vairāk skaidrības, jo īpaši jauni vides nodokļi. Lielas paldies! Tagad vārds Hašau kungam, lūdzu, vienu minūtu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka devāt man vārdu! lai nodrošinātu taisnīgu mūsu ekonomikas pārēju uz jaunu, zaļu, digitālu ekonomiku, mums ir jānodrošina tas, ka šai pārējai ir jābūt taisnīgai ikvienam. Nevis, lai visneaizsargātie maksā visvairāk pat dubultā, kad nesaņems atbalstu no Eiropas Savienības, jo vienlaikus celtos enerģijas enerģijas cenas. Mums tas ir eh, jānovērš. Mums ir pieejami komisijas nodrošināti instrumenti, vēlos tos sveikt, piemēram, taisnīgais pārējais fonda līdzekļi. Un mums ir jānodrošina, lai šie līdzekļi no šī fonda reāli nonāk tur, kur tie ir nepieciešami, proti reģionos, kas, kurus visvairāk skars šīs pārmaiņas un pie cilvēkiem, kuriem tas visvairāk ir nepieciešams. Mums ir reāli jānodrošina, lai mēs palīdzam šiem reģioniem un valstīm, kurus iesniegs projektus un plānus, lai nodrošinātu šādu taisnīgu, veiksmīgu pārēju. Paldies! Nākamais runātājs Cerdaša kungs. Dze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs strādājam pie jaunas programmas apvāršanas Eiropa ietveros tehnoloģijām, inovācijām, pētniecībām. Mums ir jāizstrādā jaunas prasmes dažādās pētniecības jomās. Mums ir jānodrošina, lai šīs prasmes tiktu nodotas tālāk izglītības sistēmas ietveros. Dalībvalstīm ir jāspēj nodrošināt vislabāko pētniecību un inovācijas, nodrošinot prasmes attiecīgajā jomā strādājošajiem, lai šie cilvēki pielāgoties attiecīgām darba tirgus prasībām. Mums ir cieši jāsas, mēs cieši esam sastrādājušies ar konkrētiem uzņēmumiem manā Madeiras reģionā. Šie uzņēmumi vislabāk zina, kādas prasmes ir nepieciešams, un tās neatbilst tām prasmēm, kas bija nepieciešams pagātnē. Mums ir jānodrošina šī prasmu potenciāla īstenošana, lai mēs reāli nodrošinātu investīcijas dažādās jomās. Paldies! Nākamais runātājs Lopes Agilēras kungs. Paldies! Paldies! Francijā 5. līdz 7. februārim tiks organizēta 24. konference, kur sanāks attālāko reģionu priekšsēdētāji, tad CPRUP. Uh, Galvenais mūsu līgums attiecas uz šiem attālinātajiem reģioniem, taču šie reģioni atrodas ļoti tālu no Eiropas un ir ārkārtīgi būtiski nodrošināt kohēziju. Taču daudzgad finanšu schēmas ar vien vairāk samazinātie līdzekļi apdraud šos reģionus, šo reģionu lauksaimniecību, to reģionālo attīstību. Uh, Šiem reģiem jānodrošina 82% apmērā līdzfinansējums, jo īpaši, lai nodrošinātu tādu jutīgu projektu eksistenci, kas attiecas uz energodrošību. Mums ir jāatpalīdz šiem tāliem reģioniem. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Benējā kungs lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir jāpārdomā par ambiciozu mērķu īstenošanu tādā ziņā, ka mums ir nepieciešama ilgspējīgi transporta iespējas, bet jānodrošina arī ilgspējīga paši ceļi, to būvniecība. Un šeit ir runā arī par aizsargātām reģioniem. Piemēram, pie mums, manā valstī, eh, Rumānijā, tika īstenot lieli eh, šoseis būvniecības projekti pie Sibio, un Rumānijas austrumos uh, ir viss, viens no nabadzīgākajiem reģioniem visā Eiropā. Šeit eksistē arī aizsargājums zonas, taču šīs zonas nedrīkst bloķēt eh, jaunos infrastruktūras projekts, piemēram, mūsu jaunais eh, automaģistrāli ir jāīsteno eh, sasaistot Transilvāniju ar Moldāviju. Šeit ir jāpadomā par šos projektu sekām. Paldies! Nākamais runātājs Mavrītas kungs, lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Pirms pāris mēnešiem mēs pieņēmām lēmumu, kā Eiropas Savienība, ka uzliksim Krievijai sankcijas saistībā ar dažādiem pasākumiem, kas attiecas uz uh, darbību vidusjūrā, uz kontaktiem ar Lībiju, un tad Turcija paziņo, uh, ka visā vidusjūras reģionā notiek nelegālas aktivitātes. Nu, tad man rodas jautājums, vai Eiropas Savienība spēja efektīvi rīkoties, uzliekot dažādas sankcijas un pasākums pret šādu alkatīgu valsti kā Turcija. Vai tas viss apliecina Eiropas Savienības efektivitāti, vai tā mēs aizstāvam mūsu intereses un starptautiskās tiesības? Tāpat kā jau Borel kungs to teica, manuprāt, šeit Galvenais jautājums ir par starptautisko tiesību piemērošanu. Un Eiropas Savienībai ir jāatrod iespējas aizsargāt savas intereses. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Čudārū kungs. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šis lēmums var glābt miljoniem dzīvību. Rumānijā eksistē institūts, Kozīno institūts, kurā notiek pētniecība par gripu, gripas vīrusiem, par antibiotiku rezistenci un citiem jautājumiem. Mums ir jāpieprasa, lai šie jautājumi tiktu nostādīt prioritārā līmenī. Parlaments jau ir, e, Rumānijas parlaments jau ir pieņēmis konkrēts pasākums, taču, lai to visu īstenotu, Tas ir jāizteno Eiropas plāna ietveros. Mums ir jāpien, jāpieņem strateģiskais eh, plāns, lai nodrošinātu drošas, lētas eh, vakcīnas, un mūsu šis institūts ir viens no retajiem septiņiem institūtiem, kas ražo antivielas eh, gripas vakcīnām. Tādēļ būtiski veicināt investīcijas šajā jomā, jo īpaši šādos krīzes uh, apstākļos, jo, piemēram, arī saistībā ar koronas vīrusu ir būtiskā grīnā diagnostika. Runātājs tiek pārtraukts. Paldies, un tagad vārds nākamajam runātājam Olekas kungam. Lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs daudz runājam par jauno zaļo kursu Eiropā, kā izaugsmu stratēģiju Eiropas Savienībā, ko jānodrošina klimata neutralitāte, jānodrošina biodaudzveidība un labklājība Eiropas Savienības daudz pilsoņiem. Šeit ir jānodrošina ekonomiskā, sociālā ilgspējība, jānodrošina labklājība lauku reģionos, ienākumi zemniekiem, lauku iedzīvotājiem, taču sociālā, ekonomiskā ilgspējība, kas būs pamatā jaunajam zaļajam kursam, būs grūti panākama, ja uh, dažādo dalību valstu uh, zemnieki nesņems uh, taisnīgas uh, samaksu. Piemēram, Baltijas valstīs mums ir jāievēro tādi paši labturības, lauksaimniecības standarti kā citās valstīs, un attiecīgi zemnieki par to saņem daudz mazāku atbalstu. Jaunais zaļais kurs ir reāli vēsturiski iespēja, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, nodrošināt labāku nākotni mūsu bērniem un eh, mazbērniem, tad mums ir jānodrošina līdzvērtīgas eh, apstākļi visiem mūsu zemniekiem, to starp eh, arī līdzvērtīgi maksājumi. Paldies, nākamais runātājs Negresku kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šobrīd ir ļoti nozīmīgs laiks. Uh, Brexit mēs zaudējam ļoti būtisku locekli, bet mums ir jāturpina sadarbība visu iesaistīto interešu labā, to starp eh, visu 3 miljonu eiropiešu labā, kas dzīvo Lielbritānijā. To vidū ir arī ļoti daudz rumāņu. Taču tagad ir sagaidīts, ka mēs Eiropas parlamentā aizstāvam šo pilsoņu tiesības un meklējam risinājumus, lai atdzīvinātu mūsu Eiropas projektu. Tam mums ir nepieciešams tiesiskas garantijas, um, konkrēta statusa piešķiršana. Mums ir nepieciešams īstenot līdztiesību. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi pilsoņiem. Rumānijā desmitiem tūkstoši cilvēku ir parakstījuši petīciju, lai iestātos par šo cilvēku tiesībām. Eiropas Savienības nākotne ir būtiska arī šajā ziņā. Proti ir jācīnās par Eiropas pilsonību. Paldies! Nākamais runātājs Grošalī kungs, viena minūte. Paldies, e, dāmas un kungi! Rietum, Balkāns nozīmē ne tikai ģeopolitiskās intereses, bet arī reāls cilvēks, kas tur dzīvo. Bosnija un Hercegovinā, Mostarā notiek eh, vietējās vēlēšanas, kur ir dažādas politiskās blokādes, un kopš 2006. gada nav notikušas vietējās vēlēšanas. Mums ir tā teikt tāds tehnisks, tehnokrātisks uh, mērs, kurš eh, nebalstās nekādu juridisku pamatojumu. Uh, Pilsoņi ir vērsušies Eiropas Savienības tiesā, un viss uh, šī situācija liecina par cilvēktiesību pārkāpumiem. Šeit ir kaut kas jāgroza, taču Mostar ir ļoti īpaša vieta, kur vēl joprojām cieš no Balkānu kara sekām. Es aicinu Eiropas komisiju palīdzēt Mostar iedzīvotājiem un palīdzēt šiem iedzīvotājiem īstenot vietējās vēlēšanas. Tas būtu nozīmīgs solis virzienā uz demokratizāciju Bosnijas Hercegovinas teritorijā, jo tādējādi Bosnija Hercegovina arī pietuvinātos Eiropas Savienības vērtībām. Paldies! Nākamais runātājs Štefan Nuca kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Rumānijā mums ir um, meži, kas pieder Natura 2000, un ir daudzi pilsoņi un uzņēmumi, kas iestājas par mežu aizsargāšanu, taču, diemžēl, ļoti daudz NVO nevar aizstāvēt mežu. Šie cilvēki grib aizstāvēt mežus, mīl mežus, atkārtoti par to ir liecinājuši, taču kādēļ? šeit tiek īstenota plaisa. Piemēram, 2019. gadā ļoti daudz Natūra 2000 uh, teritorijas uh, tika iznīcinātas, valsts nerūpējas par šiem uh, projektiem un liedz arī pilsoņiem to darīt. Šis ekoloģiskais pakts ir pakts starp pilsoņiem un institūcijām. Mēs nevaram viena vai otra puse panākt mērķus. Uh, Rumānijas meži ir Eiropas meži, un gaiss Eiropā nāk arī no Rumānijas un ir tīrs. Paldies, nākamais runātājs Pauzidijāzu kungs, lūdzu vienu minūtu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Eiropas parlaments tiešām ir brīvību nams. Pagājušajā nedēļā pie mums eh, tika uzaicināti astoņi Kubānas pār, Kubas pārstāvji, lai pastāstītu par eh, diktatūru Kubā. Taču, kad runa ir eh, par diktatūru, diktatoriem, tad notiek arī attiecīga rīcība. Un tika aizliegts pieciem Kubas aktīvistiem pamest valsti, lai ierastos Briselē. Četri no šiem aktīvistiem jau tā atradās trimdā, trimdā varēja ierasties, taču tas tiešām bija kaunpila situācija. Režīms pieļāva dažu personu iefiltrēšanos, lai novērstu šo aktīvistu došanos tālāk. Un kā tas bija iespējams? Tādēļ, ka kuja pārstāvis Spānijā ļāva šo infiltrāciju, pieļāva šo infiltrāciju. Dievs de Kanela, šis diktators Kubā, ir diktators, un kamēr vien notiek šāda situācija, mēs nevaram virzīties uz priekšu. Paldies! Nākamā runātāja Jovēvas kundze. Ar mazāk nevaram panākt vairāk. Es neesmu ilgu laiku politikā un Eiropas parlamentā, taču es zinu, ka politika ļoti cieši saistīta ar naudu. Uh, Turmākais budžets ietekmēs ne tikai turmākos septiņus gadus, tas radīs pamatu nākotnes attīstībā Eiropas Savienībā. Ja mums trūkst budžeta līdzekļu, tad visa nepieciešama Eiropas Savienības projekti nevarēs tikt finansēti. Turklāt mēs nevarēsim saglabāt lauksaimniecības un kohēzijas politikas sasniegumus, un tās ir ļoti nozīmīgas nozeres. Kohēzijas līdzekļi paredzēti mazāk attīstītiem reģioniem, tā ir tiesa, taču tas ietekmē visu Eiropas Savienību, un Eiropas Savienībai ir jāprūpējas par divām lietām - par vienotību un solidaritāti, un lai tieši tam kalpo kohēzija un ir pienācis laiks visiem mums apzināties šo realitāti. Mums ir nepieciešams vairāk, ja vēlamies panākt vairāk. Lielas paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs Ružēkungs lūdzu. Monsieur le Président! Priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi! Francijas aizjūras departamenti Guadalupe, Gvianā, Martinikā, Semmartēnā, ko parasti saīsina POSEI, Eh, aiz jūras teritorijas nevajadzētu ziedot KLP vārdām. 18. gadā komisija ierosināja samazināt par 3,9% posei budžetu. Bet pateicoties šīm aizjūras teritorijām, patērētāji var eh, iepazīties ar eh, eksotiskiem produktiem, banāniem, rumu un um, niedru cukuru. Tā Dējādi nedrīkstam samazināt budžetu šīm teritorijām, no tā atkarīgi šo teritoriju lauksemnieki, vietējā ekonomika un arī apgādes, apgāžu drošums. Tāpēc Marina Lepena un Nacionālā asambleja pieprasa komisija, nu, nu, komisijas saglabāt šī, šī brīža līmeni vai pat palielināt budžetu posēju teritorijām. Uh, Paldies, Lebretona kungs, viena minūte. Paldies priekšsādātājiem. Nu, tā dīvaina tradīcija, rotējoša padomas prezidentūra un šīs prezidentūras uh, finansē uh, privāts sektors, uh, lobbyisti. Tas ir skandāls. Rumāniju, uh, Rumānijas sponsors bija Coca-Cola, ASV multinacionālais koncerns. Uh, kas eh, miljonus eh, ir eh, iedevusi Rumānijas prezidentūrai, lai rīkotu savus pasākumus. Horvātija vēlējās būt paraugs citiem, bet, diemžēl, nekas nesanāks, jo to finansē INA degvielas kompānija, kas. Um, kuri noteikti ir savas intereses šajā jomā. Šāda veida mm, sponsorēšana nav iespējama citādi. Eh, Vāciju eh, finansēs BMW un Francija Rothschild banka. Paldies. Tagad Karlo Fidanca viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Tagad eh, pirms pāris dienām aizsūtījām uh, vēstuli prezidentam Sasoli. 35 itāļu deputāti parakstīja šo vēstuli. Un eh, šo plenārsēdi vajadzētu atklāt ar piemiņas eh, brīdi, klusēšanas brīdi, lai pieminētu tātad tā, um, upurus, um, itāļus, kas eh, tātad krituši, bēgot no Istrijas Dalmācijas. Um, Mm, un arī eh, pēc tam sekoja masveida slaktiņi izstriet Dalmācijā, mm, Tito režīms eh, bijušajā Dienvidslāvijā, eh, kas etniskas tīrīšanas, kas tika vērstas pret Itāļiem, kas dzīvoja šajos reģionos, un um, tagad neviens vairs nerunā par šiem slaktiņiem, par šiem upuriem, par šiem bēgļiem, un Tas nav pareizi. Šie cilvēki ir jāatceras un viņi ir jāpiemin. Tā, kolēģi, jūs pieprasījāt vārdu, Valas kungs. Jums tiek dots vārds. Un par ko tam man bija jārunā? Jūs, man te pierakstīts, ka jūs runāsiet par neregulārtātēm uh, demokrātiskās partijas organizētajā partijas sapulcē Jovā uh, un ar to saistīt to vēlēšanu rezultātiem. Jā, kolēģi, es runāšu par šo tēmu. Paldies! Nu, man ir minūte. Un atgādināšu, ka īrijā notiek interesantas vēlēšanas uh, nedēļas nogalē. Fina Fola un Fina Gena liberālās partijas um, sacenšas. Uh, par ietekmi un nu, par, praktiski tad, tad rosība notiek valstīm, jo cilvēki stājas pret netaisnību valsts augstākajā līmenī. Eh, cilvēki ir pret arī tās augto ekonomiskās atvesļošanās kursu. Valdībai neizdodas atrisināt nopietnas problēmas, kas nodarbina cilvēkus, ir bezpajumtnieki, mums cilvēki, eh, kas palikuši bez mājokļiem. Mēs nezinām, ko darīt. Mēs uh, esam mēģinājuši glābt bankas. Uh, esam devuši bankām aizdevumus, uh, par ko Um, jāmaksā nodokļu maksātājiem, mums ir toksiski uh, aktīvi, uh, valsts ir uh, lielā parādā, budžets ir negatīvs, mums ir ļoti liels problēmas, tad to es drīzāk gribēju pieminēt. Es ceru, ka es par to varēšu izteikties detalizētāk. Paldies un Klāra Dēlī. Nu, Daži kolēģi eh, nekad nelaiž garām izdevību pasūdzēties par eh, formalitāšu neievērošanu, un tomēr mēs nereģējam skatoties uz to, kas notiek eh, Ajovā partijas sapulcēs. Anders ir vadībā, kaut arī viņš nemaz nav tik populārs demokrātu vidu. Tad viens kandidāts atņēma 42 tūkstošus. 000 balsu Pītam Būtededžam um, un pasludina sevi par uzvarētāju. Kā tas ir iespējams? Mēs taču neesam realitātes šovā. Ja tas notiktu Krievijā vai Irānā, mēs uh, visu pārtrauktu un uh, nerunātu ne par ko citu. Bet uh, Amerika sevi pasludina par lielāku demokrātiju pasaulē, un mēs nesakām neko. Tad vajadzētu izbeigt šo liekulību nevar tā turpināt. Mm, lūk, tāds ir mans komentārs. Nikolau Alvānos kungs, viena minūte. Nu, ļoti drīz uh, Grieķijā sāksies streiks. Uh, tagad februārī sakarā ar uh, sociālo nodrošinājumu sistēmu Grieķijā. Lielākoties darba ņēmēji saņem uh, pensiju, kas mazāka par 400 uh, eiro saskaņā ar šīs valdības plāniem. Um, tagad runa ir pat par 384 eiro pensijām. Rezerves pensiju fondos tagad iegulda augsta riska akcijas, Līdz ar to topošie pensionāri Grieķijā var zaudēt visu ietaupīto dzīves laikā. Un tā paša ierosina Spānija, Francija. Un uh, redzēsim, kas notiks, kā darba ņēmēji rēģēs. Diemžēl valdība vēlas dzīvi atvieglot tieši darba devējiem, nevis darba ņēmējiem. Tiek atbalstītas apdrošināšanas kompānijas un uh, darba ņēmējiem būs uh, jācīnās par uh, veselības aprūpi un sociālo nodrošinājumu. Tomačkungs tagad. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Mana runa ir par uh, kaimiņu valsti, kas piedalās arī austrumu partnerībā. Ukraina tātad uh, iestādes Kijevā uzskata, tātad, ka 17. gada likums, un neskatoties uz to, ka romāņu valoda ir uh, ir oficiāla uh, rumāņu minoritātes uh, valoda Ukrainā un uh, oficiāla valoda, valsts valoda Rumānijā. Šī valoda tiek diskriminēta Ukrainā. Tiek apgalvots, ka šiem cilvēkiem vajadzētu runāt Moldovu valodā, jo rumāņu valoda viņiem būtu svešu valoda. Komisija noteikti būtu jāiejaucas un jālabo situācija. Paldies, tas bija pēdējais runātais, saka priekšsēdētājs. Uh, turpināsim panāra sēdi uh, rīt no pulkstens 9 līdz 13.30 um, un tad no pulkstens 15 uh, līdz 23. Darba kārtība var iepazīties tiešsaistē. Lielas paldies visiem! Un paldies arī tūkiem, saka priekšsēdētājs. Labu nakti!